Good afternoon, everybody. Labu pēcpusdienu visiem. Paldies, ka esat ieradušies šeit Briselē, Eiropas parlamentā uz tik svarīgu pasākumu. Labu pēcpusdienu jums visiem, dārgie draugi! Tātad labu pēcpusdienu vēlreiz visiem priekšsēdētājs atkārtot daudzās valodās. Priekšsēdētāja kungs, Eh, komisāra kungs, eh, ministru kungi un kundzes no Bulgārijas, Vācijas, Grieķijas, eh, Horvātijas un Latvijas, cienījumā kultūras komitejas priekšsādātāji, maestro Mišel Žār, maestro Barenboim kungs, dāmas un kungi. Man ir liels prieks atvērt šo konferenci par Eiropas kultūras mantojumu, kas eh, tiek organizēta Eiropas kultūras eh, mantojuma gada ietveros eh, šajā 2018. gadā. Šī ir iniciatīva, par kuru Eiropas parlaments un kultūras komiteja ir ļoti cīnījušies un strādājuši. Gribu pateikties par to, ka esat šodien klāt, sākot ar Eiropas Savienības jaunatnes orķestrim. Paldies par to, ka mm, nospēlējāt arī vienu no maniem mīļākiem sadarbiem no Nabuko. Un uh, šis uh, orķestrs uh, skaisti ir spēlējis Hovārdu, Verdi, Beethovenu. Pateicos arī European Kanto orķestra dalībniekiem, it īpaši bērniem no 6 līdz 12 gadiem, kas mums iepazīstinās ar dažām ārijām no Aīdas. Sveikti, mīļie bērni! Prieks jūs redzēt Eiropas parlamentā! un nevaram sagaidīt uzklausīt jūs vēlāk. Šeit parlamentā, kas ir pilsoņu kopīgās mājas, esam pārliecināti, ka rad, radošums pauž mūsu identitāti. Esam uzaicinājuši šodien tik daudzus patiesus Eiropas ģēnijus esam uh, lepni sveikt Žanmišelu Žāru, kompozistu, muzikantu, tāpat arī maestro Dalienu Barenbojumu, kurš ir pianists un uh, diriģents, tāpat Edzio Bosso. Uh, kurš ir uh, komponists un uh, diriģents. Tāpat sveicam te arī Maksu, Pavāru, Matilde Delekotē, kur ir fotogrāfa un dizaineri, tāpat arī Rādu Miljānu, kas ir uh, režisors un prezidente un uh, vadīja Luks uh, palvas piešķiršanas goda žūrī 2007. gadā. Paldies, ka esat šodien ar mums šeit Eiropas parlamentā. Ar šodienas pasākumu gribam aicināt mūsu pilsoņus vēlreiz atklāt, cik eh, svarīgs ir mūsu kultūras mantojums un mūsu identitāte. Caur 3000 gadu vēstures, kur auga mūsu eh, saknes, tieši tas ir veidojis mūsu kopīgo eh, identitāti. Un to mēs nedrīkstam aizmirst. Tas ir mūsu bagātuma uh, pamats, un mums ar optimismu ir jāskatās nākotnē. Mums ir izdevies uh, izveidot kopā savienību, kas balstās uz kopīgām vērtībām, kur centrā ir likta brīvība un cilvēka cieņa, un par to visu mums jāpateicas vispirms šai kopīgajai vēsturei. Šī identitāte ir dzimusi starp uh, vidusjūras eh, krastiem, upju krastiem, pateicoties eh, preču un ideju apmaiņai un ceļiem. Eh, tas ir tie dažādi ceļi, kas ir veduši caur amfiteātriem, operām, filozofiskām operām un teātri un satīras teātri, tātad caur komisko un traģēdisko. Tas viss ir turpinājies Romā, viduslaiku abatijās, kuras ir tālāk nodavuši mūsu zināšanas. Eh, pirmās universitātes, eh, kurās ieradās studenti no visas Eiropas. Tāpat arī kopīgās brīvības, kopīgās atvērtās durvis, kas eh, vienmēr ir bijuši kā centri jauniem ceļiem, ko vēl izpētīt. Sākot no renesanses apgaismības romancismu, tad nonākot līdz modernās eh, domas skolē. Tas viss ir mūsu kopīgais ceļš no Dānas līdz Šekspīram, no Karavadžo līdz Rembratam, no Moliēra līdz Gētem, no Baha līdz Mocertam, no, Voltā, no Voltēra līdz Manzoni, no Van Goga līdz Picasso, no Kamī līdz Pirandello. Tāds ir bijis mūsu ceļš. Pateicoties šim uh, ārkārtīgi neparastiem ceļojumam, puse UNESCO pasaules kultūras mantojuma atrodas uh, mūsu Eiropā. Mēs, Eiropieši, zinām, ka mums uh, nav jābaidās būt atvērtiem saskarsmē ar citām kultūrām. Jo vairāk būs eh, spēcīga mūsu identitāte, jo labāk mēs zināsim paši savu vēsturu un stāstu, jo labāk mēs varēsim eh, sadzīvot, eh, konfrontēties ar citiem jo tikai tie, kuriem nav savas identitātes, tie baidās no citiem. Pateicoties šai vēsturei, Eiropa ir kultūras radošo nozaru uh, avangardā, kur uh, valda radošums, skaistums, uh, dizains, stils un uh, kur mēs joprojām turpinam meklēt šo izcilību. Visi šie sektori ir ļoti dinamiski, tie dod iespējas augt un rada jaunas darba vietas eh, arī jauniešiem. E, ir aprēķināts, ka uz katru tiešu darba vietas kultūras eh, sektorā tiek radītas 27 netiešas darba vietas. Tas ir vairāk nekā, piemēram, automobīļu industrijā. E, nu, tas ir tikai viens no piemēriem. Apmēram 8, cilvēki, 8 eh, miljonu cilvēku Eiropas Savienībā strādā kultūras un eh, radošo nozaru jomā. Šīs dienas debats būs eh, veltīts arī visiem tiem mērķiem, lai mēs varētu veicināt eh, kreatīvos procesus arī digitālajā laikā, lai mēs varētu saglabāt savu radošumu, tad tur jāiesaista visa mūsu kontinenta ekonomika. Mums ir jāatbalsta, jāpalīdz saviem bērniem, kas grib kļūt par rakstniekiem, muzikantiem, dizaineriem, un tā tālāk. Un mums ir jāpiedāvā viņiem liels kultūras eh, piedāvājums, izvairoties no tādas kā nobružāšanās. Eiropas parlaments eh, noteikti būs pirmajās rindās šo uzdevumu sasniegšanā. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem pēc, par ļoti labo darbu pie eh, pakalpojumu direktīvas audiovizuālajā jomā, kur ir paredzēts, kā ir jāiekļauj zināmas Eiropas mākslas darbu un ražojumu kvotas video on demand, tātad pieprasījuma sadaļā. Un tāpat arī paldies Luks balvai, veidojot šo radošumu. Radošumam ir nepieciešams arī atbilstošs atalgojums. Mēs nevaram pieļaut to, ka Eiropas radošums tikai dod uh, guvumu un bagātību lielajiem uh, interneta gigantiem. Pārāk bieži dažādās platformās uh, mūzika, filmas vai arī literārie darbi tiek atskaņoti bez kādas kompensācijas ir jādomā šeit par intelektuālajām īpašuma tiesībām. Mums ir Eiropas Savienībā jāgarantē laba digitālā tirgus darbība, jānodrošina autoru tiesība aizsardzības. Lai kur eh, pasaulē mēs nebūtu, Eiropa vienmēr ir kā sinonīms stilam, prasmēm un skaistumam. Tas ir mūsu spēks, un eh, mūs esam līderi pozīcijā šajā ziņā globālā mērogā. Šis eh, mantojums, to nav iespējams pārnest, pārcelt kaut kur citur. Un tas ir pamats mūsu jaunai politiskai un ekonomiskai renesansai. Eh, turpmākajos desmit gados eh, starptautisko ceļotāju skaits eh, dubultosies, tas tuvosies diviem miljardiem, un liela daļa šo jauno ceļotāju būs tāda jauna, mm, turīga klase no Āzijas valstīm ar liela pirktspēja. Šie jaunie ceļotāji, viņi arī meklē un meklē skaistumu, stilu, dizainu, modi, mm, arī to pārtiku, ko lietojam mēs Eiropā. Tā tad eh, tas būs tāds jauns, liels pieprasījums precēm, pakalpojumiem, eksportam. Un tas ietekmēs visus mūsu ekonomikas pamatsektors, gan transportu, celtniecības sektoru, tirzniecību, eh, modi un tāpat arī pārtikas eh, nozari. Kultūras mantojums ir ārkārtīgi svarīgs sektors, lai nodrošinātu Eiropas pilsētu pievilcīgumu. Inovācijas ir ceļš, kā izmantot šo potenciālu. Padomāsim, piemēram, par digitalizētiem muzejiem, kur ir iespējams ceļot laikā ar tādu milzīgu realitātes sajūtu. Padomāsim arī par, piemēram, turisma nozari un citām nozarēm. Šodien mēs arī redzēsim, ka arte ir uh, Uh, izstrādājuši video materiālu, lai mūsu šo mantojumu stiprinātu un atkal padarītu spēcīgāku. Uh, projekts uh, Laika mašīna Venecijā, tas ir centies digitalizēt desmit gadsimtus Venecijas pilsētas dzīvē, izmantojot valsts arhīvus Un tātad tas viss būs pieejams šajā filmā četrās dimensijās. Dāmas un kungi, kultūras mantojums eh, atspoguļo ne tikai mūsu saknes, bet arī mūsu nākotni. Kopīga eiropeiska sajūta to mēs nevaram raju, radīt tikai ar ekonomikas eh, un drošības eh, palīdzību, tikai ar bankām, ar naudu. Kultūras mantojuma gads ir uh, Eh, iespēja, ko mēs nevaram un nedrīkstam atļauties zaudēt, lai mēs atkal atklātu savu milzīgo kultūras dažādību mūsu kopējā Eiropas ceļā. Tikai eh, apzinoties un liekot centrā šo kultūras dimensiju, mēs varam izvairīties no tā, lai mūsu Eiropas eh, sapnis beigtos jo mūsu Eiropas sapnis šobrīd piedzīvo ļoti sarežģītu situāciju. Un tagad došu uh, vārdu Eiropas komisijas priekšsādātājiem Žanam Klonam Junkaram, kurš uh, ir daudz darījis arī kā sevis vadītās institūcijas uh, priekšsādātājs, lai rūpētos par Eiropas kultūras mantojumu. Monsieur le Président, godātais priekšādātāja Antonija, godātā kultūras komitejas priekšādātāja, dāmas un kungi, ministri, komisārkungs, parlamentārieši, godātie uzaicinātie. Ārkārtīgi priecājos, ka var būt ar jums šodien. Nu, tas jāsaka pirmām kārtām. Tas nu, nevienmēr ir tā, bet šoreiz tiešām nu, dienu esmu priecīgs, jo mēs tiekamies tādā konferencē, kas mums liekas ļoti nozīmīga. Lielas paldies, liels paldies tev, Antonio, par to, ka tu uzaicināji arī mani uz šo pasākumu. Aizņemšos no Žanmonē frāzi, kur ar ko viņš atsāka savukārt Eiropas eh, nākotnes um, stāstu. Viņš sāk ar kultūru. Viņš, gan, viņš to laikam nekad tomēr nav teicis, bet viņš to būtu varējis teikt. Un šie vārdi ļauj no jauna šo kultūras veidojumu atsākt. Ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd uzsvērt un no jauna katru dienu uzsvērt to, cik svarīgas ir eiropeiskās vērtības. Tās veido mūsu kultūras mantojumu un tās mums dod to cilvē, cilvēcību, pašcieņu, solidaritāti, kas nepieciešama. Un šī solidaritāte mūsu starpā ir daļa no Eiropas dibinātāju tēvu mantojumu. Tā ir solidaritāte, uz kuras pamatiem tika veidot Eiropas Savienība un ko katru dienu pierādām no jauna. Tā ir solidaritāte, kas nereti tiek arī nu, grauta no daudzām pusēm. Un jāsaka, šobrīd, kad ar jums runāju, joprojām pastāv šāds trauslums visā šai koncepcijā. Un tāpēc katru brīdi, un arī šobrīd, mums jāspēj veidot saskaņot Eiropas atbildi, tostarp arī uz migrācijas krīzi. Es bieži domāju par to, ka šis solidaritātes eh, kaitējums, eh, fakt, kas, mūs tik, kas mums tik ļoti traucē, nu, nereti ir saistīts ar to, ka mēs tik neveiksmīgi komunicējam viens ar otru. Kad es biju maziņš, un tas ir jau sen, tas, protams, bija sen, es gāju skolā Luksemburgā, un mums bija tāda mācība, nu, ko mēs saucām par dzimtenes mācību. Tā tur tika sniegta informācija par mūsu valsti, par vēsturi, par dažādām īpašībām Luksemburgā, par, e, par Eiropas kultūru vēsturisko mantojumu. Arī vajadzētu šādu, nu, līdzīgu dzimtenes mācību visā Eiropā, jo ir ļoti svarīgi pazīt šo Eiropas Savienību visā tās daudzveidībā tās valstis, tās iedzīvotājus, tautas, kas dzīvo šais teritorijā, visas ainaviskās vērtības, tradīcijas. Un šīs visas tautas ir izvēlējušās savienoties, sadarboties. Un jāsaka, krietni vairāk būtu jāzaudē, ja šādas vienotības nebūtu. Un solidaritāte ir tā, kas var izlīdzināt atšķirības. Un solidaritāte ir īpaši svarīga, manuprāt, jauniešiem. un ir nepieciešams nodrošināt mieru šai kontinentā, kas tik daudziem, daudzus gadus bijis karu un grūtību plosīts. Un tas, protams, ir šis miers nāk kā mantojums no paudzēm, kas bija pirms mums, kas to iedibināja mūsu priekšgājēji, priekšgājēji kas tūlīt pēc kara izveido šo filozofiju, šo domu gājienu, kas turpinās vēl šobaldien, un tas joprojām rada ļoti mm, labu ietekmi uz mums visiem. Eiropas integrācija tas ir kas vairāk nekā tikai vienots tirgus, nekā iekšējais tirgus. Tas ir vairāk nekā tirdzniecības attiecības starp vienu un otru pusi. Tas ir kas krietni vairāk nekā vienotā valūta, un es atsakos būt daļa no tiem, kas uzskata, ka Eiropa tas nozīmē tikai naudu, tirzniecību. Nē, Eiropa ir kas krietni vairāk, un Eiropas integrācija nozīmē šo ikdienas vienotību, šo daudzveitības līdzās pastāvēšanu starp visām Eiropas tautām. Un tieši šādi šie jaunieši, kas nu pat muzicēja, to ļoti labi parāda, pateicoties Erasmus Plus programmai, viņi var šādā veidā apmeklēt citas valstis, iepazīties ar tām. Šī programma ir bijusi milzīgs veiksmes stāsts, un tāda ir arī Eiropa kā tāda. Miljoniem jauniešu šīs programmas ietvaros e, apceļo Eiropu, un rezultāti e, ir faktiski pat tūlītēji. Bērni dzimst ģimenēs, kas par tādām kļuvušas tieši tāpēc, ka ir bijusi šāda satuvināšanās iespēja starp tautām Erasmus Plus programmā. Un, manuprāt, tieši šādas programmas ir tā labākā atbilde visam šiem, visam šim idiotismam, kas izpauž kā pārāks. Mm, šaurpierīgs nacionālisms un tam līdzīgi. Jo vairāk Eiropas jaunieši ceļo, jo vairāk viņi saprot un atklāj viens otru, saprot citu tautu tradīcijas, vēsturi, cerības, sāpes, un jo vairāk šī Eiropas kopējā konstrukcija uh, Eh, var gūt spēku, un tā tā gūs tieši no jauniešiem. Un tieši šī iemesla dēļ Eiropas komisija ir nolēmo, nolēmusi dubultot budžetu, kas tiek piešķirts Erasmus Plus programmai turpmākā daudzgadu finanšu plāna ietvaros. En portant les volumes un tādējādi finansējums, kas šai programmai tiek veltīts, būs 14,7 miljārdi eiro septīto gadu laikā. Tā nav zaudēta nauda, tās ir investīcijas Eiropas nākotnē, jo budžets ne Eiropā, ne nacionālā līmenī nav tāds vienkārši grāmatvedības vingrinājums, nē. Ne. Visi šie budžeti, tīpaši Eiropas budžets, ir budžets, kur skaitļos ir pārvērstas mūsu pamatīgās ambīcijas. Un mums ir pamatīgas ambīcijas tieši attiecībā uz jauniešiem. Viņi ir Eiropas nākotne. Bet mums tāpat ir arī milzīgas ambīcijas attiecībā uz kultūru, jo kultūra var paust un veidot mūsu identitāti Eiropā, visā tās daudzveidībā. Bet nereti mēs aizmirstam, ka ka ta, tas ir pat svarīgāk par ekonomiku un darba vietu radīšanu. un kultūras jomā strādā vairāk par 7 miljoniem cilvēku Eiropā. Turpmākā budžeta ietveros mēs pa, esam ierosinājuši palielināt līdzekļus ar tādām programmām, kas veicina radošumu, kas veltītas kultūras niansēm un kas palīdzēs veicināt sinerģijas starp dažādām dalībvalstīm, piemēram, apvārsnes e, Eiropai, kur ietveros tiek atbalstītas pētniecības un novatorisma aktivitātes, e, plašsaziņu līdzekļu joma, kultūras joma, tāpat arī programma InvestU, kas ļaus e, mobilizēt privātas investīcijas kultūras jomā MVU vajadzībām, kas darbojas kultūras sektorā. Tāpat arī digitalās Eiropas jomā šādas investīcijas vajadzīgas, lai varētu nodrošināt pārēju uz digitālo ēru un nodrošināt to arī kultūras mantojumam. Kultūra un digi digitalizācija ir koncepcijas, kam jāpalīdz vienotrai, jāpapildina vienotru, tajā tam jānotiek turklāt harmoniski. Visi, ra, viss radošais personāls, visi mākslinieki, uh, Eh, var izplatīt savus darbus tieši saistē, bet vienlaikus viņiem, protams, jāsaņem atl taisnīga atlīdzība. Un šī iemesla dēļ esam ierosinājuši modernizēt Eiropas noteikumus, regulējumu attiecībā uz intelektuālo īpašumu, tā lai nodrošinātu tiesību līdztiesību satura veidotājiem un vienlaikus radīt izteiksmes un runas brīvību un izstrādāt dažādas tiešaistas platformas kultūras mantojumam. Godātais priekšādātāja Antonija, es ceru, ka mm, likumdevēja iespēja abi spēs vienoties par mūsu priekšlikumu, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs un vietas. Godā tie draugi, esmu pārliecināts, ka šobrīd Eiropa jau atkal kārtēju reizi raksta un veido savu vēsturi, un mums būs vajadzīgas šīs Žana Monē frāzes, kur, kur viss jāsāk ar kultūru, ar Eiropas kultūru, ar Eiropas kultūru, kas visā Eiropā dod savu ieguldījumu eiropeisko kultūru, kas faktiski veido vairāk par pusi no visas pasaules kultūra vēsturiskā mantojuma. Cerēsimies, ka tas nāk tieši, šī daļa nāk tieši no Eiropas. Mēs to vēlamies veicināt, atbalstīt, respektēt, un mums tādējādi mēs arī cienīsim sevi pašu. Merci. Lielas paldies! Lielas paldies, komisijas priekšsādātāji! Jūs varat rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu pilnīgi noteikti. Mēs atbalstīsim jūs darbā pie budžeta daudzgadu fi finanšu plānošanas periodam no 20. līdz 27. gadam, atbalstot tieši kultūru par labu jauniešiem. Un tālāk dosim vārdu uzaicinātajiem viesiem. Pirmām kārtām došu vārdu komponistam, ļoti nozīmīgam māksliniekam Žanam Mišelam Žāram. Lūdzu, jums vārds. Merci, monsieur. paldies, paldies uh, Eiropas parlamenta prezidentām, liels paldies arī Eiropas komisijas priekšādātājiem, liels paldies kultūras ministriem. Uh, dāmas un kungi, uh, Eh, kaut arī es esmu uzstājies uz ļoti dažādām pasaules skatuvēm, šis brīdis man ir ārkārtīgi nozīmīgs. Atrasties šeit jūsu vidū eh, telpā, kas eh, zināmā mērā mm, ir pielīdzinām arī teātrim. Liels paldies prezidentam Tajānī par uzaicinājumu piedalīties kultūras mantojuma konferencē mantojums eh, dažkārt izklausās pēc kaut kā putekļaina. Mēs šeit domājam par senām ēkām, par putekļiem, par uh, novecojušiem pieminekļiem. Um, es um, pārstāvu elektroniskās muzikas um, jomu un es, protams, skatos nākotnē, esmu vairāk saistīts ar tādu dinamisku pieeju mākslē. Uh, Kāpēc šeit māksliniekiem ir jāatrodas plenārsēžu zālē? Galu galā ne, nevajadzētu visu nonivelēt tikai līdz kultūras darbiniekiem. Galu galā kultūras mantojums attiecas uz mums pilnīgi visiem. Katrā ģimenē ir kāds bērns, brālis, māsa, māte, kas vēlas kļūt par fotogrāfu, rakstnieku, um, režisoru, aktieri. Un e, šie sapņi nesaistās tikai ar 21. gadsimta ekonomisko modeli vai par jauno veidu, kā kultūra tiek izplatīta pasaulē, proti ar internetu un dažādiem mēdījiem. Ja mēs vēlamies, lai e, kultūras mantojums neattiektos tikai uz pagātni, Tam ir jāpiešķir līdzekļi, tieši tāpat kā tas tika darīts agrāk. Tieši tāpēc e, autortiesība direktīva, par kuru būs jānobalso tuvākajā laikā, ir ļoti būtisks jautājums. Kāpēc Verdī un Mocartam nācās savu dzīvi pabeigt eh, pilnīgā nabadzībā? Mums vajadzētu domāt par mūsu radošajām industrijām, galu galā tas ļauj plaukt mūsu māksliniekiem. Uh, Mēs redzam, ka pasaule piedzīvo ļoti lielas tehnoloģiskās pārmaiņas. 21. Mm, gadsimts ir mūsu dzīvo ir revolucionējis, un par to mums ir jāpriecājas. Mums nevajadzētu tagad eh, stigmatizēt visus eh, interneta gigantus un teikt, ka viņi ir mūsu ienaidnieki. Viņiem ir jākļūst par mūsu partneriem un eh, iespējamiem sabiedrotajiem. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka radošie ir tie, kas uh, Uh, papildina mūsu sabiedrību, un uh, ļoti daudzi var gūt labumu no, uh, radīt, no radītās mākslas. Tieši tāpēc arī ir vajadzīgas šādas platformas kā YouTube, kas ir uzskatāmas arī par glabātuvēm, ne tikai par satura pārnēsātājām. Šeit, ir, protams, ir jādomā par tiesībām, uh, kas ir ļoti svarīgas un par ko jau gadiem ilgi mēs cīnāmies attiecībā uz YouTube. Ir izveidoti arī dažādi instrumenti internetā, kas ir kļuvuši par interneta, interneta ne, satura nesējiem, bet, protams, šeit var būt arī dažādi uh, Eh, papildu zaudējumi, un šie zaudējumi var mums radīt vēl lielāku kaitējumu, ja mēs neko nedarīsim. Mums ir, protams, jādomā par vārda brīvību, taču ir tikpat svarīgi ir nodrošināt arī drošības ceļiem, tieši tāpēc mums ir ceļu satiksmes noteikumi. Radošās industrijas nekad nav bijušas tik bagātas kā pašlaik attiecībā uz to apgrozījumu. To, par to atgādināja arī eh, priekšsēdētājs Junkers. Uh, Šie, bet satura radītāji nav nekad saņēmuši tik maz, un tieši tāpēc šo līdzsvera trūkumu vajadzētu novērst. Mēs redzam, ka arī tīklā ir parādījušies jauni mēdī, kas ļauj mums izplatīt radošo mantojumu. Mums vajadzētu sadarboties ar šiem jaunajiem mēdījiem. Ir vajadzīgs tiesību ietvers, kas ļautu uh, satura radītājiem dzīvot no sava darba. Visa pasaule tagad skatās uz Eiropu. Uh, direktīva, ja tā tiks pieņemta, uh, iespējams radīs domino efektu. Eiropa pēdējos gados ir uh, daudz cietusi, bet tai vajadzētu pierādīt savu nozīmi. Un tas nozīmē, ka mēs varēsim arī priecāties par jauniem māksliniekiem, tādiem kā Velbēks. Galu galā šeit ir arī daudz dažādu argumentu, kas eh, īstenībā nav pamatoti. Ir arī ļoti spēcīgi lobētāji, kas darbojas šeit, eh, šajā ēkā. Šādi lobētāji ir arī uh, Kapitolijā, un viņi apgalvo, ka autortiesības ir kaut kas novecojis. Tā nebūtu nav. Autortiesības ir tikpat būtiskas kā jebkad agrāk. Tās ir kaut kas tāds, kas nav saistīts ar uh, saturu, vai tas būtu analogs vai digitāls. Šeit ir runa par uh, tiesībām. Mums uh, nevajadzētu klausīties lobētājos, kas saka, kā mēs esam pret vārda brīvību un iestājāmies par cenzūru. Tas ir absolūti nepamatojami. Šeit ir jādomā par uh, piemām tehnoloģijām. Mums ir jānodrošina, lai mūsu darbs uh, varētu tikt izmantots arī nākotnē. Es vienmēr esmu bijis novatorisks gan studijā, gan arī uz skatuves. Nav arī akceptējami tas, ka intelektuālā īpašuma tiesību respektēšana tiek uzskatīta par šķērsli vārda brīvībai vai pat par cenzūru. Ja mēs neļaujam eh, radītājiem darboties, tad eh, tā ir visīstākā cenzūra. Tikai pirms eh, dažiem gadiem šeit Parlamentā bija cilvēki, kas e, iestājās par brīvību. Es e, domāju, ka ja cilvēki grib taisīt teātri, tad to vajadzētu atstāt mākslinieku ziņā. Šeit nav runa par teātri, te ir runa par e, sensitivitāti. Mākslinieki nevienmēr ir tie, uh, Mm, īstenākie sava darba aizstāvji. Viņiem ir vajadzīgi likumdevēji, kas viņus aizstāvētu. Tiesības uz intelektuālo īpašumu ir pamatiesības, tieši tāpat kā pirms 30 gadiem uh, bija svarīga tīra vide. Mēs varēsim pārdzīvot šo gadsimtu tikai tad, ja mēs ar novatoriskumu skatīsimies nākotnē. Tam mums ir vajadzīgi resursi. Mēs nevēlamies kļūt par digitālo koloniju šeit Eiropā. Es uh, atceros, Es atceros, piemēram, Francoā Olandā fotogrāfijas, kura bija redzami arī citi valsts un valdību vadītāji. Tas tika fotografēts pēc tam, kad bija nodrošinātas subsīdijas mēdījiem, bet galu galā ne jau tas ir svarīgākais. Mēs nevēlamies šeit izveidot Orvela 1984 scenāriju. Mums vajadzētu uh, iepazīties ar to, ko uh, mēs pieņemam. Jums vajadzētu lasīt par to, ko jūs nobalsojat. Āfrika ir daudz uh, vieglāk ievainojama, tajā zūd valodas, tajā zūd kultūras mantojums. Amerikāņu mākslinieki pašlaik skatās uz Eiropas parlamentu, viņi skatās uz jums. Jums ir uzlikta liela atbildības nasta. Eiropa vienmēr ir respektējusi kultūru, un tā ir respektējusi arī vārda brīvību. Uh, Šodien vairāk nekā jebkad iepriekš mums ir jābūt spēcīgiem. Mums ir jāiestājas par mūsu daudzveidību gan valodu, gan identitātes ziņā. Mums vajadzētu respektēt romānus, filmas, mm, skaņdarbus. Gal galā tas nav uh, kaut kāds jogurts, ko mēs varam viegli aizmest mēslēnē. Mums ir jāsaprot, ka kultūra mūs visus satur kopā, un Tieši satura vadītāji ir tie, kas bieži vien ir bieži cietušie un kas bieži ir iestājušies par vārda brīvību. Interneta platforma vēlas kļūt par um, monopolu, iz, izliekoties, ka šāda veida tiesību akti ir vecmodīgi. Bet uh, ir jāsaprot, ka katrā kopienā, uh, ja uh, mākslinieki tiek padarīti par nabagiem, tad uh, zaudē visa sabiedrība. Mēs, uh, mums ir jāsaprot, ka 20, internetam ir 20 gadi. Šeit mēs esam digitalizācijas akmens laikmetā, tieši tāpēc mums ir uh, jāsakārto tiesību akti. Vēl ar vienu mēs esam mežonīgajos rietumos, bet pašlaik šajos mežonīgajos rietumos ir silikona ieleja. Mums ir jādomā par dažādiem informācijas izplatīšanas veidiem, un šeit Amerika un Āzija ir priekšgalā. Eiropa nedrīkst pazaudēt uh, programmatūras cīņā. Te ir runa par ārkārtīgi lielu radošuma dzirksti, un mūsu kontinentam ir jāstāv pretī pārējiem. Eh, YouTube eh, pirms eh, divām dienām izveidoja jaunu lietotni par balsošanu. Tas, protams, nemainīs nākotni. Tas eh, nemainīs arī nekādā veidā YouTube. Šeit ir runa par netiešu lobēšanu, kas parāda, ka jūsu balsis tiek saklausītas. YouTube reaģēja uz Eiropas parlamentu un saka, ka nav nekādas vajadzības neko mainīt. Iespējams, jūs būsiet eh, dzirdējuši, ka cilvēki saka, ka šāda veida regulējums nogalinās iekšējo tirgu. Es ceru, ka viņi joko. Šeit ir runa par regulējumu, kas ļaus māksliniekiem nopelnīt uh, um, pietiekami. Tas nekādā veidā neietekmēs milzīgas uzņēmumus, kas uh, pelnā miljardus. Kādā veidā gan mākslinieki varētu būt uh, cenzori? Es uh, domāju, ka mums nevajadzētu šeit gulēt uz veciem lauriem. Mums vajadzētu domāt par nākotnes mantojumu, un lai to izveidotu, mums ir jāpiedalās sarunās. Tāpat arī vajadzētu runāt ar visas pasaules māksliniekiem, jo viņi visi ir pelnījuši saņemt eh, daļu no um, naudas, kas tiek nopelnīta ar viņu darbu izplatīšanu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, vieda uh, tālrunī, viedā daļa ir tieši mēs, radītāji. Merci beaucoup. Liels paldies eh, Žārkungam. Un tagad uh, došu vārdu uh, Barenboim kungam. Lūdzu. <coughs> Prezidents Tajani and you priekšsēdētāji Tajānī un Junkarkungs, ekscelences dāmas un dāmas un kungi! Man ir liels gods uzrunāt jūs eh, Eiropas eh, kultūras eh, mantojuma gadā, kad mēs svinām savu kopīgo Eiropas nākotni un ceram veidot kopīgu Eiropas nākotni. Šīs svinības nevarētu nākt tādā īstākā brīdī, jo mēs šobrīd saskaramies ar lieliem draudiem Eiropas identitāti un, apmēram, un gandrīz vai 75 gadus pēc otrā pasaules kara eh, dažādas eh, bīstamas eh, popula, populistiskas un nacionalistiskas kustības pieņemas spēkā Eiropā un pasaulē. Lai mēs visu to pārvarētu un lai mēs stiprinātu to, cik svarīga ir kopīga un miera pilna Eiropa, tas iespējams ir mūsu visu laiku lielākais izaicinājums, un mums tas ir jāpanāk ar visiem instrumentiem, kas mūsu rokā. Galvenais instruments ir atgriešanās pie uh, kultūras, kas balstīt uz faktiem. Šobrīd ir pārāk uh, daudz vietas uh, nepatiesai informācijai, kurš uh, kliedz skaļāk, eh, to saklausa. Neskatoties uz to, ko šis cilvēks saka, vai tā ir taisnība vai nē, mums ir jācīnās pret to gan politikā, arī kultūrā. Nedrīkstam aizmirst, ka tas, kas ir definējis Eiropu gadsimtu gadā, gaitā, ir kultūra. Daudzas valstis ir attīstījušas atšķirīgu kultūru, bet eh, Eiropas eh, kontinentam uh, vienmēr ir bijusi raksturīga viena lieta - tas, ka mēs kultūru uzskatām par svarīgu. Šis saraksts ir pārāk eh, garš - Sofokls, eh, eh, Platons, Dante, Beethovens, Mocarts, Debisī, Leonardo da Vinci un citi. Kurš cits kontinents varētu demonstrēt tik lielu kultūras dziļumu un bagātību. Nacionālismu pastiprināšanās lielā mērā izriet no cilvēku dažkārt pamatotas, jā, dažkārt pamatotas neapmierinātības ar globalizāciju. Globalizācijai ir homonigējoša ietekmas kultūra, kas savukārt apdraud izskaust vienu no mūsu spēcīgākajiem uh, spēka avotiem, tātad mūsu kultūra dažādība. Bet uh, nacionālisms nav atbilde uz šiem draudiem. Patriotisms tas ir lepnums par savu valsti. Nacionālisms uh, bieži vien uh, izslēdz citus Ja esat droši par paši savām vērtībām un kultūru, tad jūs eh, varat arī iesaistīties eh, sarunās ar citiem. Lūk, tāda ir šī vispārējā universālā pieeja. Es domāju, ka tas ir daudz labāk nekā globalizācija, un eh, tā vārdā mums visiem ir jāstrādā. Eiropā uzsvars pārāk ilgi ir likts uz ekonomisko savienību, Eiropas e, vienota kultūras telpa, šis jēdziens ir bijis ilgu laiku aizmirsts. Tas nav tas, ko François Mitterāns un Helmuts Kols domāja, kad viņi teica, ka mm, Eiropas uh, Savienības vēsture sākās uh, pēc uh, kara un ka mums ir laiks pienācis vienam otru iepazīt caur kultūrām, caur Beethovenu, Tomasu Mannu, Debisī un citiem autoriem. Kā mūziķis esmu pavadījis savu dzīvi, iepazīstoties ar citām kultūrām un uh, kultūras uh, radītājiem. Tas, tā ir bijusi liela privilēģija, bet uh, mums vajadzētu arī veicināt, lai katrs Eiropas pilsonis censtos to piedzīvot. Viens no pozitīvajiem globalizācijas aspektiem ir tas, ka tagad ir iespējams ēst itāļu uh, Eh, ēdienu Japānā pirmdien un eh, Japāņu ēdienu Londonā otrdien un tā tālāk. Mēs tik tiešām esam attīstījušies un šī ir tā dažādība, kas ļauj mums novērtēt dažādās kultūras, eh, izvērst atvērtas debatas un pozitīvi vienam otru ietekmēt. Gribu izmantot šo iespēju, lai paustu savas skumjas par to, ka uh, Mūzikas eh, mācība, mūzikas izglītība ir tikpat kā pazudusi no skolu mācību programmām. Praktiski visur. Mūzika ir viens no labākajiem veidiem, kā attīstīt eh, bērnu eh, smadzeņu funkcijas un tāpat laikā veicināt arī emocionālo attīstību. Unfortunately, into Diemžēl mūsdienu pasaulē cilvēks var būt kulturāls, kaut gan viņam nav nekāds sakars ar mūziku, viņš neaktīvi spēlē mūziku, neklausās mūziku. Un mūzikai vajadzētu būt tāpat kā matemātikai, literatūrai un citiem priekšmetiem, vajadzētu būt standarta mācību priekšmetam. Jūs runāsiet par šīm lietām un citām šīs konferences gaitā, un es ceru, ka jūs arī atradīsiet atbildes un jautājumus, kas palīdzēs mums atgriezties pie sākotnējās domas, tātad baudīt Eiropu. Viens no izaicinājumiem, protams, ir mainīgā digitālā joma. Arī šeit mākslai un kultūrai ir sava vērtība. Un tāpat arī tiem cilvēkiem ir vērtība, kas rada šo mākslu un investē tajā mākslas piefiksēšana, ierakstīšana ir atkal veids, kā mēs mākslu pārnesam nākotnē. Ja jūs atvainosiet man par personīgu piemēru, es pirmo ierakstu veicu pirms 64 gadiem. 54. gadā. Nē, nē, nē, tas tik labs nebija, nebija tik labs šis ieraksts. Bet šis ieraksts un desmitiem miljonu citu ierakstu tagad ir momentā pieejami, un tas ir, tā ir milzīga attīstība bijusi. Tagad jebkurš uh, mūzikas skaņdarbs uh, praktiski momentā ir globāls, globāli pieejams. Uh, ko jūs par to domājat? Es domāju, ka mums jādara viss, lai novērtētu kultūru atbilstoši, lai kultūra varētu būt ilgtspējīga paauģu paudzēs. Jāsaka, ka uh, visu žandru mūziķiem tas rada lielas bažas, ka uh, interneta resursi mūzikai nepiešķir atbilstošu novērtējumu. Es zinu, ka Eiropas Savienība šobrīd strādā pie uh, autortiesību reglamentācijas. Ja mēs gribam, lai mums būtu ilgtspējīgas saiknes no pagātnes uz tagadni, tad mums ir uh, Eh, jālikvidē šis eh, iztrūkstošais, eh, jārod šis iztrūkstošais posms, tātad autortiesību aizsardzība. Jūs veidot Eiropas Savienības likums un aicinu jūs nodrošināt, lai māksliniekiem tiktu nodrošināta adekvāta aizsardzība šajā digitālajā laikmetā, tātad viņu mākslas darbiem. Iemesli tam ir pilnīgi skaidri un eh, ļoti daudzi, bet eh, galvenais ir mūsu atbildība nodrošināt uh, ilgspējīgu kultūru saglabāšanu. Pretējā gadījumā mēs uh, zaudējam kaut ko ļoti svarīgu. Mēs pirms brīža uzklausījām jaunus eh, brīnišķīgus Eiropas Savienības eh, orķestra mūziķus. Eh, viņi ir viens no vislabākā pierādījuma, ka šāda vajadzība, šāda mērķa pastāv. Internets piedāvā kolosālas iespējas visiem jauniem mūziķiem un visiem pārējiem mūziķiem, kā man. Es esmu klausījies tik daudz dažādus senus ierakstus pavisam nesen klausījos eh, Verdi ierakstu no Zaldzburgas festivāla 1936. gadā, eh, kur eh, tas ir viens no visskaistākajiem šīs skaņdarba sniegumiem, bet jāsaka, pirms digitālā laikmeta tas nebija iespējams, tātad šādas iespējas nebija. Un jauni mūziķi tagad var izmantot tādas platformas kā YouTube, var klausīties skaņdarbus, var paši prezentēt sevi, bet ir nepieciešams saņemt godīgu atalgojumu, jo pretējā gadījumā tad mm, šiem mūziķiem tiek atņemts izdzīvošanas avots, kas ir ārkārtīgi svarīgs jebkuram māksliniekam, kas attīstās. Ir nepieciešams atbalstīt turpmākās mākslinieku paudzes, jo viņi veidos mūsu kopīgās Eiropas eh, kultūras nākotni. Eh, kopīga, atvērta, kultūras ziņā vienota Eiropa ir, skai, ir kaut kas vairāk kā tikai skaista ideja. Tas ir vienīgais ceļš, kā virzīties uz priekšu. Tie, kas ir piedzīvojuši divus pasaules karus, to zina pārāk labi. Eiropas Savienībai ir jāvirza uz priekšu šī ideja par kopīgu kultūru, kurā katram individam un kopīgai vēsturē un vērtībām ir vienlīdzīga nozīme, un tikai tā mēs varēsim nonākt kopīgajā Eiropas nākotnē. Paldies, ka uzklausījāt manas pārdomas, ka uzklausījāt mūziku. Thank you very much. Lielas paldies, Barenboima kungs. Tālāk došu vārdu Petrai Kamervertei, kas ir kultūras komitejas un izglītības komitejas priekšādātāja šeit Eiropas parlamentā. Lūdzu. Jā, fien... Jā, liels paldies um, priekšādātāji. Uh, komisāra kungs, uh, ministri, dāmas un kungi, godāmie kolēģi. Arī man ir ārkārtīgi liels prieks eh, šodien eh, piedalīties eh, šajā konferencē kā Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja. Šo konferenci Eiropas parlaments organizē saistībā ar šo gadu, kas ir izsludināts par kultūras mantojumu gadu. Tāpat kā dažas citas iniciatīvas, Eiropas kultūras mantojuma gads tiek apzīmēts ar vārdu Eiropas. No vienas puses tas ir saistīts ar eh, šī gada izveidas vēsturi, kas bija saistīta ar ļoti lielām grūtībām. Un pateicoties eh, Eiropas parlamentā dalībvalstu un Eiropas komisijas kopīgi ieguldītajiem pūliņiem ar vairāku eh, civil, civil, pilsoņu, pilsoniskās organizācijas atbalstu, beidzot šo gadu arī varēja izveidot. Tāpat arī uh, Mēs varam priecāties, ka šis kultūras mantojuma gads eh, ļauj mums organizēt dienas, šīs dienas konferenci, kur piedalās gan Eiropas institūcijas, gan arī startautiskas organizācijas. No otras puses, eh, kultūras mantojuma gads ir pelnījuši nosaukumu Eiropas, eh, tāpēc, ka tam ir lielas ambīcijas. Tā mērķis ir nodrošināt to, lai kultūra kļūtu par vienojošo līniju Eiropas civilizācijām, kas ļautu mums atzīt kopienu veidojošos komponentus, kas piemīt kultūras mantojumam. Tas ir eh, saistīts ne tikai ar laika perspektīvu, proti tā ir saikne starp pagātni un nākotni. Es eh, domāju, ka šis eh, lozungs, kur pagātne satiek nākotni, ir ļoti labi izvēlēts. Māksla un kultūra, ko mēs veidojam šodien, ir rītdienas kultūras mantojums. Balstoties uz bagātu kultūras mantojumu, mēs varēsim ar lielāku pašapziņu stāties pretī šodienas izaicinājumiem un domāt arī par kopējo nākotni. Šīs dienas tikšanās mums piedāvā iespēju kopīgi apspriesties gan māksliniekiem, politiķi, politiķiem, gan pilsoņiem par dažādiem kultūras mantojuma aspektiem un funkcijām. Tāpat arī mums ir jādomā par kultūras pieaugošo lomu Eiropas politikā. Šī cerība, ka tikai ekonomiski noteikts Eiropas projekts bija iluzora. Tad Tas bija ilzori domāt, ka šāds ekonomiski noteikts projekts ļaus izveidot eh, saikni pilsoņiem ar Eiropu un nodrošināt eh, to identificēšanos ar Eiropu. Un vēl jau mazāk šāda ekonomiska noteiktība var cilvēks uzrunāt emocionāli. Mēs eh, šeit mēģinam izvērtēt kultūru, un šeit mēs nedrīkstam pieturēties tikai pie naiva kultūras optimisma un uzskatīt, ka kultūra ir visu Eiropas un pasaules problēmu risinājums. Mums vajadzētu domāt eh, par kultūras neviennozīmību. Mums eh, vajadzētu saprast, ka Eiropa var būt gan integrējoša, gan arī nodeloša. Nodeloša tā var būt tāda, ja kultūra tiek eh, izmantota par nacionālisma, izstumtības vai nomēlnošanas instrumentu, vēršoties pret citiem, un ļoti bieži mm, atkal tā notiek. Liels paldies Bārenboima kungam par to, ka viņš runāja par atšķirībām starp patriotismu un nacionālismu. Šeit, mm, domājot par Eiropas gadu, mums vajadzētu būt uh, pašapziņīgiem un arī paškritiskiem domājot par kopējo Eiropas eh, kultūras mantojumu. Es eh, ceru, ka šīs eh, kultūras mantojuma gads dos mums jaunus impulsus, ļaus mums domāt par jaunu uh, Eiropas kultūras politiku gan Eiropā, gan arī dalībvalstīs. Vēlreiz sirsnīgs paldies Bārenbaima kungām par to, ka viņš uzsvēra, cik nozīmīgi ir investēt kultūras izglītībā. Mums eh, vajadzētu domāt par teātru, kino un mūzeju apmeklējumiem, eh, kuriem ir jākļūst par mācību programmas daļu. Mums eh, nevajadzētu paļauties, ka šādi apmeklējumi notiek tikai tad, kad skolotājiem nekas cits nav ienācis prātā. Tā ir jākļūst par neatņemamu mūsu izglītības sistēmas daļu. Zu... Mums vajadzētu arī paskatīties, kā nodrošināt piekļuvi kultūrai. Mums vajadzētu jo īpaši nodrošināt, lai visi var baudīt kultūru. Tiek arī um, minēts, ka kultūra var būt par sabiedrības kodolu tikai tad, ja tā ir homogēna. Taču es esmu pārliecināta, ka tieši kultūras gadījumā no daudzveidības var izaugt vienotība. Daudzveidība ir ne tikai Eiropas Savienības moto kodols, daudzveidība un tās saglabāšana ir centrālie elementi tajā, ko pasaulē uzskata par Eiropas modeli. Tas nozīmē, ka mums eh, politiķiem vajadzētu izvērtēt, cik mm, lielu nozīmi mēs piešķīram, piešķīram terminam daudzveidība. Te ir runa par dažādām valodām un dažādu uh, Uh, kultūras mantojumu. Diemžēl man ir jākonstatē, ka uh, daudzveidība tagad stājas pretī ar vien autoritārākām un populistiskām tendencēm. Tas, uh, protams, neliek mums sagrimt rezignācijā. Mums vajadzētu rīkoties izšķiroši. Kopā un cieši mums vajadzētu strādāt pie tā, lai kultūra varētu pilnībā iz, attīstīt savu pozitīvo potenciālu, jo īpaši, ja mēs šeit domājam par politisku rīcību, kas ļautu mums strādāt Eiropas un tās pilsoņu labā, kas noteikti nāktu par labu arī pāri robežām. Lielas paldies! Bravo. Thank you very much. Lielas paldies, Petra! Tālāk došu vārdu Rumenam Dimitrovam, kas ir Bulgārijas kultūras ministrs. Lūdzu. Уважаеми господин Таяни. Godātais priekšsādātāja Tajāni, Junker kungs. Kamervērtas kundze, Navračiča kungs, godātie kolēģi ministri, dažādu Eiropas iestāžu pārstāvi, dāmas un kungi. Tā man ir ārkārtīgi liela privilēģija šodien būt šeit ar jums un kopīgi pasludināt šo konferenci par Eiropas kultūras mantojumu par atvērtu. Šī konference ļauj sasaistīt nākotni un tagadni. Un pirmām kārtām gribu teikt paldies te Jānīkungam par viņu ļoti laipno uzaicinājumu piedalīties šai fórumā. Vēlos tāpat teikt lielu paldies arī jums visiem par to, ka esat ieradušies un esat šobrīd šai zālē tādējādi pierādot, cik ārkārtīgi svarīgi ir šī augstā līmeņa konference. Tā ir veltīta vienam no lielākajiem civilizācijas sasniegumiem - kultūras mantojumam. Un te runāsim par tās vēršanos nākotnes virzienā. Kultūras mantojums ar katru brīdi kļūt, kļūst arvien svarīgāks Eiropai, gan sociālā, gan ekonomikas, gan kultūras ziņā. tajos brīžos, kad līdzdarbojamies kultūras mantojuma veidošanā, vai to lasām, vai to iepazīstamies, mēs bagātināmies, mēs paplašinām savus horizontus, mēs turklāt iegūstam iespēju pavisam citādāk, caur citām, caur citiem eh, leņķiem paskatīties uz kultūru, uz pasauli. Kultūras mantojumam ir arī tāda, tādas ļoti stabilas vēstis, un tieši šī vēstījuma dēļ Kultūras mantojums var mainīt mūsu pieredzi, uzlabot to. Un tāpēc jautājums, kas mums jāuzdod pašiem sev šobrīd, ir, kāds ir tas vēstījums, ko mēs vēlamies nodot, tā, nodot tālāk, kā mēs varam bagātināt kultūras mantojumu nākamajām paudzēm. Globālās krīzes spiediena rezultātā visas uh, eh, humānās krīzes, kas tam seko, liek mums saprast, ka ekon... Eiropas Savienība nav tikai ekonomikas savienība. Mēs esam kopiena, kopīgu vērtību kopiena, pamattiesību kopiena. Eiropas projekts šobrīd sevī ietver nepieciešamību atjaunot saiknes starp sabiedrībām starp mums pašiem. Protams, ka kultūras mantojums un politika ir ar potenciālu darboties kā virzītājs spēks šādā procesā. Un tas spēs vienlaikus bagātināt kultūras manku, mantojumu, tādējādi nodrošinot mūsu piedarības sajūtu, kopības sajūtu, kopienas sajūtu mums kā pilsoņiem Eiropā. Un tieši tas Eiropu padara par ko vairāk nekā tikai kopējo iekšējo tirgu to visu sapratusi. Um, Eiropa padome ir nonākusi pie secinājumiem par kultūras mantojumu. Pirmie secinājumi tika pieņemti jau 2014. gadā, un pēdējo četru gadu laikā ir panākts daudz kas. Viens no milzīgiem panākumiem, piemēram, bija fakts, ka 2018. gads tika izvēlēts par kultūras mantojuma gadu. Pagājuši gadu arī bija ļoti nozīmīgs laiks šai kontekstā, jo decembra sanāksmē Eiropadome atzina to, ka kultūra ir izšķirīgākā loma un kultūras mantojumam tieši tāpat labas sa saliedētas sabiedrības veidošanā un arī Eiropas konkurētspējā. Bulgārijas prezidentūra arī darīja visu iespējamo, lai palīdzētu radīt pēc iespējas veiksmīgākus apstākļus uh, sociālās un ekonomikas lomas spēcināšanai kultūras jomā. Mēs pievērsāmies nepieciešamībai priekšplānā izvirzīt kultūras mantojumu visās ES politikās. Izstrādājām secinājumus, kas tika pieņemti 23. martā, es atvainojos, maijā, tieši par šo tēmu. Šajos secinojumos runājam par to, ka visām interesētajām pusēm būtu krietni labāk, jābūt krietni labāk informētām par to, cik liels priekšrocības piedāvā kultūras aspektu iekļaušana dažādās politika jomās, jo tādējādi varētu veicināt novatorismu arī citās jomās - ekonomikā, sociālajā dzīvē un kultūras aspektu iekļaušana šādos uh, e, sektoros varētu atriesināt arī dažādas ar geogrāfisku sadalītību saistītus jautājumus. Piemēram, teritoriālās kohēzijas iegūmi būtu nenovērtējami Tas ļautu mums atgriezties arī pie savstarpējas uzticēšanās, pie tā, ka pilsoņi atkal uzticētos valdībām un ēs iestādēm. Un tieši tāpēc šajos secinājumos runājam par konkrētiem pasākumiem, kas jāīsteno dalību valstīs un Eiropas komisija šādus pasākumus varētu izstrādāt ar mērķi izmantot kultūras mantojumu kā strateģisku resursu tā lai visās politikas jomās tiktu šis aspekts attiecīgi iedzīvināts. Secinājumos turklāt tiek teikts, ka dalībvalstis kopā ar Eiropas komisiju e, pilnīgi noteikti izstrādās kopēju visaptvarošu strateģisku vīziju attiecībā uz kultūras mantojumu. Tādējādi garantējot ilgtspējību un to, ka 2018. gads kā kultūras mantojuma gads dod savus rezultātus. Mēs tur runājam arī par konkrētiem pasākumiem visdažādākajos līmeņos. Pašreizējā konference norisinās ļoti svarīgā laika posmā. Esam uzsākuši runāt par Eiropas Savienības budžetu laikam pēc 2020. gada. Manuprāt, Mums vajadzētu būt pateicīgiem Eiropas komisijai par to, ka tā vēlas, ka atsevišķu programmu joprojām saglabāt programmu Radošā Eiropa, un turklāt ir ierosinājusi palielināt tās budžetu līdz 1,85 miljoniem eiro. Tādējādi redzam, ka kultūra ir svarīga Eiropas Savienības nākotnē. Savukārt, lai mēs savā darbā būtu pārliecinošāki, mums būtu jāturpina centieni atbalstīt visa veida īstenotās rīcības un pasākumu ar citiem mēriem, tā lai kultūras mantojums varētu piemēram, saņemt uh, savām vajadzībām arī cita veida finanšu resursus. Manuprāt, tas ir tas lielākais izaicinājums, ar ko sastopamies šobrīd. Respektīvi, mums jārod visa veida iespējas, uh, lai garantētu to, ka kultūras mantojums var dot savu atbilstīgo ieguldījumu sociālajā un ekonomikas attīstībā mūsu dalībvalstīs. Pašreizējās konferences mērķis ir ne tikai identificēt kultūras mantojuma attīstības potenciālu, bet gan arī dzen raudzīties, kā varētu šo kultūras mantojumu tālāk atbalstīt. Nepieciešama ilgspējīga politika attiecībā uz kultūras mantojumu. Priecājamies, ka Eiropas Savienības lēmums un pieņemtie Eiropa padomas secinājumi, kā arī dzen dokumenti un rīcība, kas e, nāk šeit no Eiropas parlamenta, uh, kā arī dzen jaunā Eiropas programma kultūrai, ko ierosina komisija, ir visas savā starpā ļoti saskaņotas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi nākotnē un kultūras mantojumu bagātībai. Tieši šī iemesla vārdā visām ēs iestādēm ir jāsadarbojas, un sadarbība būs efektīva un liederīga tikai tad, ja tā ietvers arī ekspertus, profesionāļus, pilsonisko sabiedrību uzņēmumus un it visas iesaistītās puses un individuālos pilsoņus. Tikai tad, ja mums būs šāda iekļaujoša pieeja, varēsim pārliecināties, ka paudzes, kas nāk pēc mums, joprojām varēs būt lepnas uz savu pagātni. Vēlu, lai jums auglīga, būtu auglīga konference. Thank you very much. And now Tibor. Paldies, un tagad eh, Tibors Navračičs, eh, Eiropas eh, izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta. Uh, komisārs. Paldies priekšsādātājiem, ministra kunga un kundzes, dāmas un kungi. Man ir liels prieks būt šodien kopā ar jums. Es gribētu pateikties parlamenta priekšsādātājiem Tajānī un parlamentam kopumā par šī pasākuma organizēšanu. Paldies par šo iespēju pārunāt jautājumu, kas ir Eiropas integrācijas pašā sirdī - kultūra un kultūras mantojums. Eh, to jau teica iepriekšējie runātāji, un tā tas ir, ka Eiropas eh, projekta pamatā vienmēr ir bijusi kultūra, jo vairāk kā jebkas cits kultūra ir tas, kas mūs vieno. Mūsu dažādās kultūras un kultūras mantojumi ļauj mums eh, mācīties vienam par otru un saprast. Tas palīdz mums saprast atšķirības un saprast to, kas mūs vieno. Tieši tāpēc kultūra un kultūras mantojums ir tik ļoti svarīgs, lai Eiropu padarītu labāku, nākotnē, lai Eiropa būtu e, vienota un izturīga kopienu kopiena. E, esmu lepns, ka kultūras nozīme tiek e, plaši atzīsta. Kultūra ir Eiropas politiskās darba kārtības pamatā un jāsaglabā tās vieta šajā darba kārtībā. Kultūras mantojumam arī te ir ļoti svarīga loma spēlējama. Tas jau ir palīdzējis radīt eh, to pātrinājumu, ko mums tagad jāizmanto, nospraužot sev tālākus ambiciozus mērķus un darot visu, lai tos sasniegtu. Mums eh, jānodrošina arī finansiālais atbalsts, lai kultūra saglabātu šo centrālo vietu un eh, mm, savu vietu arī pasaulē. Kultūras mantojuma gads ir pusē. Pirmajos gada trīs mēnešos vien Vairāk kā 2500 pasākumu tika organizēti visā Eiropā, un uh, tas tika darīts, lai informētu par mūsu bagāto kultūras mantojumu un uh, lai darītu to redzamu visādu, visu valstu iedzīvotājiem. Tur ir bijis vairāk kā viens miljons uh, dalībnieku šajos pasākumos. Uh, Eh, komisijas turpina strādāt pie ilgspējīga turisma, sociālajām, eh, sociālajiem aspektiem un arī, lai kultūra iestrādātu pilsētu un lauku vides uh, attīstībā. Tas viss ir iespējams tikai tad, ja visi līmeņi strādās kopā, lai šis gads kļūtu par realitāti, sākot no pašvaldībām līdz pat Eiropas uh, iestādēm, uh, citas iesaistītās puses, pilsoniskās uh, organizācijas un tāpat arī, protams, piedaloties mūsu kaimiņu valstīm, starptautiskiem partneriem. Gribu pateikties parlamenta deputātiem. Jūs esat ļoti svarīgi šī gada vēstneši un pilnīgi neatņemami šīs iniciatīvas uh, elementi. Gribu pateikties eh, Kamenverts kundzei, kura vada kultūras un eh, izglītības komiteju. Gribu pateikties eh, pārējiem Kosto, Kostas kungam, Diakonu kungam, Šoidrovs kundzei. Tāpat gribu pateikties reģionu komitejai un uh, citiem, kas ir padarījuši Eiropas kultūras gadu par panākumu gadu. Un visbeidzot, mums ir jāizmanto šis gads kā katalizators, lai kultūra un kultūras mantojums būtu Eiropas darba kārtības pašā augšā. Jo tikai tā mēs varam virzīt uz priekšu attīstību un stiprināt mūsu Eiropas identitāti. Tā ir identitāte, kas neapdraud, bet kas ir uh, Eh, bagātinoša, kas eh, papildina mūsu vietējās identitātes. Eiropas eh, kultūras darba kārtība tika prezentēta pirms mēneša, un tā balstās uz trīs lietām - sociālo, ekonomisko un ārējo aspektu. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības spēcīgs mandāts, un šajā darba kārtībā ir ambiciozi mērķi un darbības, kas dos mums uh, iespēju to visu izpildīt. Nepieciešama sadarbība Eiropas līmenī turpmākajos gados. Viens centrālais elements šajā darba kārtībā ir Eiropas rīcības plāns kultūras mantojumam, un to es prezentēšu um, šī gada beigu daļā. Šajā rīcības plānā būs uh, nosprausts uh, darbs pie mūsu šī kultūras politiskā mantojuma, un tur būs arī tāda kā ceļu kārta tālākam darbam, lai mēs varētu veicināt attīstīt kultūras mantojumu. Ja mēs sākam ar eh, rīcībām, ko Eiropas komisija ir eh, īstenojis gadu laikā atbilstoši eh, iesaistības, ilgspējības un aizsargāšanas principus, galvenās tēmas jauniešu brīvprātīgi iesaiste, iesaistīšanās kultūras un kultūras mantojuma darbībā, novēršot kultūras priekšmetu pārdošanu, kontramandu Protams, rīcības plānā mēs ņemam vērā dalību valstu viedokļus, tāpat arī Eiropas uh, iestādes un citus partnerus. Uh, Visi šie viedokļi tiek pausti, piemēram, eh, Berlīnas aicinājumā, kas tika pausts pagājušā nedēļā. Šo aicinājumu izteica Eiropa Nosa, kas ir Eiropas, kas ir Vācijas kultūras mantojuma komiteja, un tur ļoti pamatot ir norādīts, ka Eiropas eh, kultūras mantojuma gads dod mums unikālu iespēju ietekmēt eh, debats par Eiropas nākotni. Saskaroties ar tik daudziem izaicinājumiem un pat draudiem Eiropas pamatvērtībām, šīs debats mēs nevaram balstīt tikai uz politiskiem, ekonomiskiem vai drošības eh, apsvērumiem. Kultūrai ir jābūt visa šī darba sirdī. Cienījamie deputāti, šis ir brīdis, kad mums ir jābūt ambicioziem, un ambīcijām ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Tieši tāpēc esmu ļoti lepns, ka komisijas priekšlikums eh, turpmākajam finanšu ietveram pēc 20. gada paredz arī eh, tādu būtisku programmu, lai atbalstītu mūsu kultūras un radošos sektors. Mēs ierosinam uh, Eh, palielināt eh, šo budžetu līdz 1,85 miljārdu eiro. Tas ir 25% palielinājums salīdzinot ar pašreizējo finansēšanas periodu. Protams, eh, kultūras sektoram ir nepieciešams atbalsts no dažādām Eiropas programmām, sākot no pētniecības, sociālas kohēzijas un reģionālās attīstības. Es paļaujos uz Eiropas parlamentu, ka tas palīdzēs mums nodrošināt to, lai nākošais Eiropas Savienības ilgtermiņa budžets atbalstītu kultūru un kultūras mantojumu caur Eiropas aktivitātēm. Mēs esam panākuši tādu, nonākuši tādā īpašā brīdī. Kultūra tieši tur, kur tai jābūt. Tātad Eiropas prioritāšu pašā viducī mums ir. Mēs esam piln, pilnīgi vienprātīgi, ka kultūra ir galvenais kohēzijas, ekonomiskās, sociālās kohēzijas virzītājs. Un Tas ir spēks, kas definē, nosaka, kas mēs esam un definē mūsu nākotni. Mūsu sabiedrības visu laiku saskars ar izaicinājumiem, tātad gan iekšēji, gan ārēji. Atšķirības e, pastiprinās, sirds e, nocietinās, bet mūsu kopīgais e, kultūras baudījums un pieredze ir svarīgs, lai mēs saprastu, kas mums ir kopīgs un lai saprastu, ko tas nozīmē būt cilvēkiem un eh, saprotot, kāds ir mūsu sabiedrības pamatā esošais emocionālais uh, saturs. Mums ir jānodrošina tas, lai mēs varam dzīvot kopā, un uh, tai ir jābūt mūsu, tam ir jābūt mūsu galvenajām nostādījumam gan šeit Eiropā, gan mūsu katru ikdienas dzīvē. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, Tībor, par jūsu runu, un lielas paldies arī par sadarbību šī gada laikā. Vēlreiz sirsnīgi pateicos. Tagad Monika Gr Grutere, Vācijas eh, federālās valdības ministre, kas ir atbildīga par kultūru un plašsaziņas līdzekļiem. Danke, sehr verehrte. Liels paldies uh, prezidentam Tajānī, ekscelences dāmas un kungi. Uh, eh, melns uz balta, tieši tā ir ierakstīts Eiropas līgumos. Mēs redzam, ka Eiropa balstās uz tās institūcijām, uz tādām kā šeit, Briselē. Bet Eiropa plašākā tās vārda nozīmē ir kaut kas cits. Te nav runa tikai par Māstrihtas līkumu vai par Eiropas parlamenta koridoriem. Uh, Drīzāk te ir runa par visu Eiropas kontinenta kultūras mantojumu. Te ir runa par eh, tradīcijām, kas vēl ar vien ir iedzīvinātas, un te ir runa arī par eh, materiālo un nemateriālo mm, mantojumu. Uh, Eh, kas ir sakrāts eh, vairāk nekā 2000 gadā garā vēsturē un kas mūs vēl ir vien šeit saistā. Tāpat arī tā ir mūzika, ko šodien mums eh, atainoja Eiropas jaunatnes orķestris. Dzirdama, um, jūtama, lasāma, redzama, tā ir šī kultūra, kas Eiropiešiem ir nozīmīgāka nekā jebkad iepriekš, ņemot vērā to, ka nacionālistiskie spēki kļūst ar vien izteiktāki un parādās arī ar vien lielākas pretrunas, jo īpaši attiecībā uz Eiropas patvērumu politiku. Tieši Šīs 2018. gads, Eiropas kultūras mantojuma gads, ļauj mums domāt par Eiropas dvēseli, kas, protams, ir saikne ar mm, pagātni un arī ar nākotnes avangardu. Šeit, Briselē, sazinoties ar saviem kolēģiem, mēs esam visu laiku iestājušies par šī gada izveidas. Esmu ārkārtīgi pateicīgi Eiropas komisijai, Eiropas parlamentam un dalībvalstīm, kas kopā uh, ar ļoti lielu vienotību atbalstīja šo iniciatīvu. Visbūtiskākais eh, eh, šī gada pasākums, protams, būs eh, Eiropas kultūras mantojuma samits, kas sevī ietver 17 dažādus projektus, ko ir sagatavojušas vairāk nekā 100 institūcijas no visas Eiropas. Pagājušā nedēļa apmēram 400 dalībniekus mēs varējām sveikt Berlīnē. Arī tur mēs eh, uzsvērām eh, to, ko pieminēja arī Žāns Mišels Žārs. Ļoti būtiski ir nodrošināt eh, autortiesības, lai panāktu, ka arī nākotnē mākslinieki varētu uh, dzīvot no uh, sevis saradītā, nevis tikai izdzīvot. Mums ir, protams, jāsaprot, ka šīs darbs vēl nav pabeigts. Mums ir jāmēģina saglābt tas, kas ir zaudēts eh, digitalizētajā pasaulē. Un eh, Berlīnē pirms samitā mēs sapratām, ka tieši sadarbojoties valstī un pilsoniskajām sabiedrībām, jo tur tika pārstāvēta Eiropa Nostra, ļaus mums eh, nodrošināt to, ka Eiropas ga, ga, kultūras mantojuma gads patiešām ļaus mums priecāties par mūsu kopējām saknēm un vērtībām. Šie neskaitāmie projekti parāda, ka Eiropas Savienība ir daudz kas vairāk, tā nav tikai brīvā sirdzniecības zona. Te eh, ir jādomā par mūsu visu kopējām interesēm. Ļoti daudzās vietās, eh, tā skaitā arī Vācijā, diemžēl arvien vairāk pieauga nacionālisms. Eh, šis lepnums par daudzveidību, kas mm, ir izveidojusies tieši pateicoties tām, kā Eiropas kultūra ir nākusi saskarsmē daudzām citām kultūrām, ir daudz vērtīgāka. Es domāju, ka mums vajadzētu um, panākt, lai šie lielie mākslas darbi, um, arhitektūras pieminekļi ir izveidoti tieši pateicoties uh, saskarsmei un savstarpējai apmaiņai. Diemžēl mēs ar vien redzam sev acu priekšā arī kāru atstātās eh, sekas. Eiropa ir civilizācijas sasniegums. Tā ir izgājusi cauri diviem pasaules eh, kariem, tā ir cietusi no nacionālistu barbarisma, un mm, tad, kad tika pieņemti Romas līgumi, tā beidzot varēja atgūties. Tieši ar šiem civilizācijas sasniegumiem mēs, Eiropieši, esam panākuši, ka um, mēs spējam pārvarēt viedokļu atšķirības. Tieši šādā veidā, ar atšķirīgām kultūrām, reliģijām, ar atšķirīgu pasaules uztveri, mēs uh, visi varam šeit justies kā mājās. Vienotība daudzveidībā, pateicoties savstarpēji sapratnei, padara Eiropu un arī mieru Eiropā par pašu svarīgāko. Tieši tāpēc politiķiem arī vajadzētu uzņemties atbildību un skaidri parādīt, ka šādās konflikta situācijās, ko mēs atkal un atkal piedzīvojam, mums vajadzētu mm, par daudz vērtīgāku uzskatīt visas Eiropas risinājumu. Ne, mēs nedrīkstam ignorēt eh, gadsimtu mm, problēmas, kas ir izraisījušās tieši tāpēc, ka ir trūcis šīs kopējās izpratnes par kopēju risinājumu nepieciešamību. Pats svarīgākais ir gatavība stāties, iestāties par humānismu. Mums ir jāsaprot, ka Mēs visi balstāmies uz šīm cerībām. Mums ir jāpādara šie saskarsmes punkti vēl jau vairāk redzami, lai visi eiropieši varētu uz tiem balstīties. Es domāju, ka tas ir pats eh, labākais, ko mēs varētu nodrošināt eh, spēcīgai un demokrātiskai Eiropai. Šis eh, orķestris, kas pavadīja uh, mūsu konferenci var būt mums par iedvesmas avotu. Jau 40 gadus darbojušies orķestris, un mēs visi kopīgi arī spējam nodrošināt eh, šīm orķestriem finansējumu. Mēs visi vēlamies viens otrā ieklausīties, tā kā mēs ieklausījāmies šajā orķestrī. Mums ir uh, Jāsaprot, kāds ir, kādas ir šīs kopējās eh, toņkārtas, eh, kāds taktsmērs mums ir jāievēro. Un eh, es domāju, ka Eiropas jaunatnes orķestris mums šeit nepavadīja tikai muzikāli. Mums vajadzētu saprast, ka tas ir arī simbols mūsu kopējām saistībām, mūsu kopējai uh, iedvesmei, kas ļaus mums nodrošināt eh, brīvību un labklājību šajā kontinentā. Un tikai šādā Eiropā mēs visi kopā varēsim veidot savu nākotni. Thanks. Liels paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Monika, par jūsu runu, par jūsu iesaistīšanos mūsu kultūras identitātes aizstāvēšanā. Un tālāk došu vārdu Lidijai Koniordu. Viņa ir Grieķijas kultūras un sporta ministra. Lūdzu. Your Excellency, Mr. President. Godātais priekšsādātāji, godātais Eiropas komisijas priekšsādātāji, kultūras un izglītības komitejas priekšsādātāji, pārējie ministri kolēģi, godātie draugi. Man ir liels gods būt šodien šeit ar jums mūsu vidū un gribu teikt paldies priekšādātājiem Tajānī par uzaicinājumu piedalīties šai no, ļoti nozīmīgajā konferencē. Mīļie draugi, mēs visi labi zinām, ka stāvam krustcelēs. Mēs jūtam, ka grasāmies teikt uz redzēšanos ar tā, ja jau neesam to izdarījuši šai vecajai un bagātajai pasaulē, tāpat laikā gatavojoties nezināmai, vēl nezināmai nākotnē. Un te nu man prātā nāk Teo Angelopoulos filmas nosaukums. Stārķa nepabeigtais solis. Tas ir dilemmu laiks un lēmumu laiks Tas ir laiks, kas jā, kur lēmumu jāpieņem gan mums, katram individuāli, gan kolektīvi. Nu, paraudzīsimies laikā uz priekšu, nu, paskatīsimies laikā atpakaļ 5. gadsimtā pirms Grieķijas, ehm, pirms Kristus, kad veidojās Grieķijas civilizācija. Tas bija tas mirklis Eiropas vēstulē, kad vēsturē, kad civilizācija tikai modās ar tādu milzīgu, garīgu ehm, spēku, tā skatījās jaunā pasaulē, jaunā pasaulē, kas bija pilna jautājumu, dialogu, strīdu, konfliktu, karu, reizēm pat uh, sērgu un bada pilnā nākotnē. Un šajā brīdī indivīda uh, izpratne mēģināja stāties pretī šai iepriekšējai izpratnē par dzīvi, kas bija kā daļa no kolektīva, no, no ģimenes. Uh, lai nonākot kolektīvā un individuālā līmenī izpratnē par jauno, nedrīkstam aizmirst, ka viens otrs no to dzeidaru darbiem un filozofa darbiem, ko apbrīnojam vēl šodien, tika radīts tieši šādos apstākļos toreiz. Traģēdijas un komēdijas, teātri izrādes, ko, ko sarakstīja um, dzeidari, viena otra radās Peloponēzijas kara laikā Mūsdienu laikos tajās varam rast ļoti interesantas analoģijas. Arī šobrīd civilizācija gatavojas jaunam, milzīgam solim, vēsturiskam solim, ceļā uz neskaidru, vēl nezināmu nākotni. Un tāpēc, protams, ir ļoti auglīga augsne dažādu veidu izaicinājumiem, iespējām, radošām iespējām potenciālam, bezprecedenta, universālam, kolektīvam Eh, solim uz priekšu. Un šī globālā apziņotība noved pie tā, ka mēs saprotam, ka, ik, jeb, ka jebkas ir sastaicīts ar pilnīgi visu ko citu. Viss ir savstarpēji atkarīgs. Mēs visi esam daļa no viena kopīga veseluma, no šī globālā ciema. Un tomēr kā jau varētu arī gaidīt, šīs neskaidrības, kas saistītas ar pašreizējiem laikiem var radīt arī bailes, var dot spēku pretējiem spēkiem, var radīt centrifūgas efektu, izolētību, neiecietību, segregāciju. Tas ir mirklis, kurā mūs aicina nākt klajā ar spēcīgiem, steidzamiem lēmumiem par labu kopējai globālai nākotnes pasaulē. Un mums ir vajadzīgs viedums un pieredze, ko dod pagātnes kultūras mantojums. Mums nepieciešams šai ceļā līdzi ņemt mūsu kopējā mantojuma pērles dārgakmeņus. Mums jāspēj šīs, šie dārgumi sasaistīt, piedāvāt mūsdienu sabiedrībai, eh, jauniešiem, jāspēj ar tiem nodrošināt ilgspējīgu vidi arī turpmākai cieņai un respektam, līdzīgi kā tādiem paša, kā pašreizējiem zinātni, zinātniekiem mums ir jāspēj raidīt tilts ar nākotni, jāparāda viņiem, kas ir tas, kas ir svarīgs no pagātnes, un tas nedrīkst visos šais vētrainos laikos pazust. Tam jābūt līdzsvarā arī ar jaunajām tehnoloģijām un tās attīstību. Mums nepieciešams šo kultūras vēst, mantojumu sasaistīt ar mūsdienu prioritātēm, tā lai nebūtu tā, ka tas viss kaut kur pazūd vai tiktu no, nolikts malā kā liekas vai neinteresants visā šajā troksnī, bezjēdzīgajā troksnī. Tas, ko esam uzskatījuši par pašu par sevi saprotamu kultūras mantojumu jomā pagātnē, ir mainījies. Un mums ir jāuzdod atkal un atkal sev pats pamat jautājums, lai mēs varētu pieņemt lēmumus šai ļoti svarīgi, šais ļoti svarīgajās krustcelēs. Mēs piedzīvojam procesu, kurā kultūra un izglītība e, var dot savu daļu Eiropas sabiedrībai. Un tas galu galā ir mūsu Eiropas identitātes pašā kodolā, kas ir tik dažāds, daudzveidīgs vienotībā. Eiropa pasaulē ir devusi kopumā milzīgu kultūras salu, tik bagāti daudzveidīgu ar kopējām vērtībām, kas izturo šo kultūru uz visu pārējo pasauli. Tā piedāvā šo mantojumu kā tādu sasaistošu tīklu, kas ļauj nodrošināt saliedētību, kas ļauj aizsargāt, atbalstīt šīs kultūras radītājus, māksliniekus un nodrošināt viņu mobilitāti. Šobrīd mums ir vajadzīgs uzdot sev jautājumu jau atkal par šīm pamatvērtībām, par šīm pamatdilemmām problēmām, ar ko sastopamies un jāpieņem kopīgi lēmumi. Tāpēc mums nepieciešams paskatīties acīs diviem pamatjautājumiem. Pirmām kārtām bēgļu jautājums un vides aizsardzības jautājums, un tas viss ir savā starpā saistīts. Bēgļu jautājums ir, rada ārkārtīgi svarīgas dilemmas. Te uz spēles tiek liktas cilvēku dzīvības mūsu kopējā nākotnē, bet šis, šī problēma var radīt arī tālākas iespējas, ja būsim solidāri, bet ja jautājums risināts netiks, tas radīs ksenofobisku augsni dažādiem ekstrēmiem ekstrēmistiem, kas kurinās bailes, naidu, kas liks mums vienam no otra no, novērsties un radīs izolāciju. Savukārt klimata pārmaiņas arī nes līdzi ne tikai ekonomikas, bet arī kultūras sekas, kas nākotnē noteiks mūsu kopējo līdzās pastāvēšanu. Godātie draugi, mums Eiropā ir daudzi kopīgi mīti un simboli, kas nāk vēl no, no senās Grieķijas civilizācijas. Šīs uh, trojas sievietes, mēdī, uh, mēdī ideja, un visas šīs idejas nāk tieši no šiem laikiem. Pirms pāris dienām Eiropas kultūras mantojuma seminārs notika Berlīnē. Parakstījām kopēju dokumentu, kur apliecinājām saistības par labu kultūrai daudz pilsoņu un institūcijas dažādos pārvaldības līmeņos uzņēmās saistības strādāt kopā, lai atbalstītu kultūras mantojumu, lai izmantot šo brīdi un nodrošinātu ilgtspējīgu mantojumu Eiropas kultūrai. Un diskusijās es liku priekšā piemēru par to, kā, piemēram, pagātnē ciemi bija pietiekami viedi, lai izdzīvotu, izdzīvotu viens otram palīdzētu, piemēram, ugunsgrēka vai dabas katastrofu gadījumā. Un tieši šādā solidārā garā mums būtu jādzīvo arī šodien. Tieši tāpēc, ka tas izriet no vieduma un arī no vienkārši veselā saprāta. Lūk, Tās ir tās divas lielās lietas, par ko mums šobrīd jādomā. Godātie draugi, jāmācās no mūsu kultūras pagātnes, tas ir ļoti svarīgi. Nepieciešams saglabāt šīs zināšanas kā instrumentus, ko mums devuši rokā mūsu senči. Raugoties, tas jāiz, tie jāizmanto arī raugoties jāsajā jauniem izaicinājumiem, un mūsu kultūras mantojuma bagātība ir ārkārtīgi nozīmīga. Nedrīkstam ļauties ilūzijām, ka varam iztikt arī bez tā. Nē, tas, kas bija vajadzīgs senajiem grieķiem, bija, bija šī kultūra, un tā bija svarīgākā dieviete. Un tas ir ļoti svarīgs, svarīgi arī mums. Kultūra padara mūsu dzīvi ne tikai jēgpilnāku un bagātīgu, bet tas ir arī tas komposts, kas ļauj mums visiem palikt uz vienota kuģa un kopīgi izdzīvot. Tas ļauj mums iet šo ceļu uz pareizajām atbildēm. Tas ir, tas ir svarīgs instruments, ko varam piedāvāt arī jauniešiem īstajā brīdī, kad viņiem būs jāspēr solis uz šai, uz šī ceļa pirmā posma, vai viņi radīs šo jauno blīkšķi un radīs jaunu civilizāciju, vai viņi būs gatavi šo pieredzi izmantot radošam procesam, kas nāk par labu visiem. Mums ir jāapzinās, mums ir jābūt eh, apziņas pilniem un jāveido šī jaunā taka jauniešiem un cilvēcei kopumā. Mīļie draugi, uz spēles likts ir par daudz, kā it visās Eiropas daļās, un nedrīkstam rīkoties atsevišķi katrs individuāli. Nē, mums ir jābūt vairāk nekā kad, jebkad iepriekš kopā, jārisina šie jautājumi kopīgi, pamatoties uz Eiropu, tās vērtībām tādām kā tolerance, demokrātija, solidaritāte, viesmīlība un kultūra ir mūsu būtības pats pamats. Thank you very much. Liels paldies! Lidija, un tagad pēdējie divi runātāji šajā pirmajā panelī. Un vispirms Horvātijas kultūras ministre Nina Obulējen Koržinek. Lūdzu. Mikro, mikro. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi ministri un ministrs, dāmas un kungi. Man ir liels prieks šodien būt eh, šeit Eiropas parlamentā un eh, runāt par eh, šo jautājumu, jo tas ir tieši Eiropas parlaments, kas pēdējās desmitgadēs ir uh, veidojis augsnī dažādām tēmām un iekļāvis jautājumus darba kārtībā, tieši kultūras jautājums, un vēlāk šos jautājumus šīs tēmas pārņēma arī citas institūcijas. Grieķijas kultūras ministre minēja krustceles, kurās mēs šobrīd atrodamies. Es gribētu viņai piekrist. Mēs varbūt uh, Ehm, jā, varbūt vārds eh, krīzes skan eh, pārāk biedējoši, runāsim varbūt labāk par krustcelēm. Un domāju, ka šodien mēs esam šeit, lai svinētu Eiropas kultūras mantojumu gadu. Un tieši tagad ir jārunā par kultūras lomu un par to ceļu, ko mēs kā eiropieši izvēlamies. Mēs, kas ticam Eiropas eh, projektam, mēs vēlamies lai mums būtu skaidras eh, vadlīnijas un skaidrs virziens mums pašiem, lai mēs varētu palīdzēt eh, mūsu jaunajiem eiropiešiem, jauniem pilsoņiem radīt sabiedrību, kurā mēs eh, uzsvērsim visas saiknes starp mums. Ir pārāk daudz tēmas un jautājumu, kas mūs dala, kas mūs atšķir dažādās valstīs. Un eh, ir daudz lietas, par kurām mēs eh, no dažādu valstu puses nespējam vienoties. Tādi jautājumi kā migrācija, vairāk drošības, vairāk līmeņu Eiropa un tā tālāk. Bet eh, kultūra un kultūras mantojums ir jautājums, kas mūs vieno. Tas demonstrē, ka mēs visi Eh, piedaram vienam veselumam, kas eh, neizdzēš mūsu identitāti. Mēs esam grieķi, portugāļi, spāņi un, un citu nāciju piedarīgie, un mums ir valodas un visas tās raksturiezīmes, kas mūs eh, padara tik ļoti raksturīgs un piederīgs savai kultūrai. Vairāk runātāji šodien jau izteicās, ka pagājušajā nedēļā mēs tikāmies Berlīnē tādā mm, lielā sanāksmē, kur mēs arī svinējām Eiropas kultūras mantojuma gadu. Es gribētu pateikties eh, vācu kolēģiem un eh, visiem uh, Eiropa Nostra organizācijas pārstāvjiem, kas organizēja šo samitu. Varbūt dažos vārdos, kāda bija mana sajūta šajā samitā. Man kā kultūras ministrei viss ir satraukti par uh, to, ko nākotne nesīs uh, kultūras jomā, bet uh, mums visiem bija prieks redzēt, ka ir liela vēlme raudzīties uz priekšu, un tas mūs vieno. Kultūra un kultūras mantojums, tas ir mums kopīgais. Tie ir jautājumi, tās ir tēmas, kuras ir ļoti tuvas arī mūsu pilsoņiem, katram iedzīvotājam, un tieši caur šiem aspektiem viņi var saprast, kāpēc mēs visi ejam šo kopīgo Eiropas ceļu. Mēs secinājām Berlīnas samitā, ka ir vairāk jāinvestē kultūrā un kultūras mantojumā, ir nepieciešams dažādas kultūras programmas, e, inovācijas ir ārkārtīgi svarīgas kultūrai. Mēs tāpat arī paudām bažas, ka iespējams eh, daži Eiropas projekti negūst eh, redzamību. Un eh, pie tā mums noteikti būtu jāstrādā turpmākā finanšu ietvara kontekstā. Berlīnas sametā bija pilnīga vienprātība un atbalsts Eiropas kultūras darba kārtībai par ko jau komisārs Navračiņš kungs izteicās. Es domāju, ka tas ir ļoti labs strateģisks dokuments, kas uh, izveido pareizo līdzsvaru, strādājot pie prioritātēm, kuras jau esam nosprauduši savu iepriekšējo paziņojumu ietvaros, un tāpat laikā iekļaujot arī jaunas tēmas, kas tagad ir mūsu darba kārtībā. Tāpat kā daži iepriekšējie runātāji, es arī gribētu uzsvērt to, cik svarīgs ir kultūras mantojuma rīcības plāns. Tas noteikti būs eh, viens eh, no šī Eiropas kultūras gada mantojuma aspektiem. Un vēl viena lieta. Vēl viens konstatējums, atklājums eh, šī samita laikā, ka ir nepieciešama sadarbība starp visu līmeņu iestādēm, visām Eiropas iestādēm, bet tāpat arī nacionālām, reģionālām pārvaldes struktūrām un kas ir īpaši svarīgi runājot par kultūru. Vienmēr nepieciešama partnersadarbība ar pilsonisko sabiedrību, un tieši tāpēc man bija tik liels prieks eh, konstatēt, ka divi ļoti pazīstami mākslinieki eh, mūs uzrunāja šī pasākuma sākumā. Kaut gan Žants eh, Mišels Žārs vairs nav klāt, bet kad tikāmies pirms uzsākās eh, sēde šajā zālē, viņš teica, ka man ir liels prieks būt šodien klāt, un man ir liels prieks, ka esmu uzaicināts eh, šeit, Eiropas parlamentā. Šodien paveiktais ir eh, liels darbs, ir tik svarīgi, kādi lēmumi tiek pieņemti, jo visa pasaule raugās uz Eiropu. Visa pasaule Mm, analizē, skatās, ko Eiropa ir paveikusi kultūras jomā attiecībā uz māksliniekiem, un tā tad viņi skatās, kādu ceļu mēs iesim. Esmu pārliecināta, ka šī iestāde ir tik uh, svarīga. Un tas viss noteikti gos, dos milzīgu ieguldījumu. Tie no parlamenta puses, uh, tātad kultūras attīstībā un uh, arī daudzgadu finanšu plāna ietvaros. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšādātājs Nīna, paldies jums. Un pēdējā runātāja ir Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde. Un viņa arī šodien ļoti labi pārstāv kultūras mantojumu Latvijā. Paldies! Um, paldies priekšādātāja ekscelences konferences dalībnieki! Tā kā man uzaicināja likt jums eh, prezentēt dziedošo tradīciju Baltijas valstīs, tad runāšu par to, cik spēcīga kultūra, kā tā spēja nest pozitīvas pārmaiņas, un tāpēc es piecelšos kājās, lai jūs mani redzat. Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā, lai manā balstiņā skanēja tālu Lai mana balstīņa skanēja tālu, pār pļāvām, pār norām, pār mežu galiem, pār pļāvām, pār norām, pār mežu galiem, lai manā balstīņā klausījās tautas. Šajā latviešu tautas dziesmā vārdi saka, ka dziedātāja stāv augstu kalnā, lai dziedātu tā, ka tās balsi var dzirdēt no liela tāluma. Pāri pļavām, pāri kalniem, pāri mežu galiem, un līdzīgi arī es stāvēju, nu tagad šobrīd jau sēžu šajā augstajā kalnā, kas sēžu šeit latviešu tautas tārpā, kur saknes meklējums desmitajā gadsimtā, un tāpēc vēršos pie jums ar savas tautas tradīciju spēku. Es nāku no nācijas, kas dziesmu uzskata par pašu vērtīgāko un pamatīgāko kultūras mantojumu. Ir vairāk par diviem miljoniem dainu Latvijā, un tāpēc mēs varam teikt, ka ikvienam latvietim ir katram pašam sava daina, sava tautas dziesma. Gandrīz jau 150 gadus tā lieliskākā šī mantojuma izpausme ir bijis dziesmu un deju eh, svētki Latvijā. Latvijā šie svētki notiek ik pa pieciem gadiem. 26. svētki sāksies pavisam drīz vēl šo svētdienu, tāpēc jūs vēl varat paspēt nonākt Latvijā uz tiem. Nu, iedomājieties, uh, Briedavas estrādē 16 tūkstoši dziedātāji dzieda kapela, vairāk kā astoņās balsīs un vairāk kā 18 tūkstoši dejotāji dejo, izdejot dažādas ornamentus milzu stadionā. Turklāt mūsu dziedāšanas tradīcija apvieno pilnīgi visus kultūras um, sadalījumus, tas tur ieskļaujas arī ārvalstu diasporas un viesi no visas pasaules, vairāk par 40% iedzīvotāju Latvijā ir tiešā mērā iesaistīti šīs tradīcijas saglabāšanā un 87% iesaistīti netiešā veidā. Dziesmu un deju svētki norisinās visās trijās Baltijas valstīs. Tas ir kaut kas unikāls un universāls, To, tas apliecinājās 2003. gadā, kad UNESCO pasludināja šos dziesmu un deju svētkus un to simbolismu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā par pasaules kultūras mantojuma meistardarbu, ne, tā tad ne, netaustāmā mm, mantojuma daļu. Šīs tradīcijas Baltijas valstīs mums atgādina par to, uh, cik svarīgas ir kopējās vērtības, kā tās vieno mūs visus, kā tās iespējams identificēt arī vietēja līmeņa kultūras mantojumā. Šo dziedāšanas tradīciju svinēšanas pašā saumā, aizsākumā varam vērot daudzus um, senus tādus avotus. Mārtiņam Luteram bija milzīgi liela no, nozīme šīs kopējās dziedāšanas tradīcijā, ievi, tradīcijas ieviešanā reformācijas baznīcā. Lat tikās eh, vienlaikus arī no Morāvijas ieradušies mūku eh, kolektīvi, kas tad kopīgi dziedāja baznīcās. Jau 19. gadsimta aizsākās dievsmu svētku tradīcija, to sākotnēji aizsāka Vācijas un Austrijas imigranti, kas dzīvoja Latvijā. Vairāk kā 150 gadus Latvijas dziesmu uh, Eh, svin, dziesmotā tradīcija spēlējusi īpašu lomu arī Latvijas kā, latviešu kā nācijas veidošanā un valstiskuma veidošanā. Tas bija ārkārtīgi ietekmīgi gan sociāli, gan politiski. Tā ir simboliska un eh, garīga Latvijas identitātes izpausme, šī pasaules vienotības sajūtas izpausme. Līdz ar to dziesmu svētki kļuva par ļoti spēcīgu un um, nevardarbīgās pretošanās kustības simbolu 80. gadu beigās. Uh, Tas noved arī pie dziesmotās revolūcijas Baltijas valstīs un palīdzēja ba Latvijai iznodibināt atkal savu neatkarīgu valsti un tās simtgadu atzīmējam šogad kopā ar Igauniju un Lietuvu. Turklāt varētu teikt, ka dziesmas spēks – noveda mūs atpakaļ Eiropas kultūras klēpī. Var jums pastāstīt, ka nav tādu lielu vai mazu, bet tikai pašiem savu uh, kultūru. Mūsu spēks ir tajā, ka mēs visi piedalam kopējai vēsturei un kopējam mantojumam, kas mūs saista kopā uh, gan pagātnē, un cerams tā tas būs arī nākotnē. Paldies par uzmanību! Thank you. Lielas paldies! Jūs esat izcila ministra, patiešām pateicamies. Avant de descendre pour la photo des familles. Pirms mēs eh, iesim uz eh, kopējo foto, Pastāstīšu, kas notiks vēlāk. Tātad pēc fotografēšanās mēs noskatīsimies ārtē televīzijas kanālā reportāžu par digitālo revolūciju - Venēcijas laika mašīna. Es eh, vēlos eh, pateikties tulkiem, kas eh, tulkos subtitrus šīs filmas laikā. Un pēc tam mums būs pirmā paneļa diskusija, to vadīs eh, Silvija Kostas kunde, un a, eh, mūsu īpašais viesis eh, būs Edzio Bosso, un paldies, ka viņš ir pieņēmis mūsu uzaicinājumu. Liels mākslinieks Eh, kuram ir daudz dažādi talanti, ne, ne, ne tikai mūzika. Viņš vienmēr eh, smaida un dod eh, spēku visiem, kas pā, ar līdz, līdz ar to arī palīdz uzvarēt dažādās cīņās. Paldies, ka ieradāties Eiropas parlamentā. Un tagad mēs dosimies tātad uz šo ģimenes fotogrāfiju. Paldies par uzmanību!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 Depuis quelques années, avec l'avènement de la révolution numérique, nous accumulons des milliards de données qui nous servent à comprendre et à façonner. Jo gadsimtiem ilgi mēs esam apkopojuši miljoniem datu. Mēs eh, priecājamies par šo milzīgo informācijas apjomu, ko mēs esam apkopojuši liela apjoma datos. Līdz šim mēs domājām, ka šī digitālā revolūcija ir eh, tikai nākotne un ka šeit eh, mums ir jādomā par nepārkāpjumu robežu. Si vous regardez l'information disponible dans le présent, ja jūs eh, paskatāties uz informāciju, kas ir pieejama tagadnē un salīdzināt to ar mm, informāciju, kas ir pieejama pagātnē, jums liksies, ka tā ir tāda kā sēne. Augšā ir tagadnes lieldati, un uz leju, ejot tālāk pagātnē, ir mazāk informācijas. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai pagātnes informācija būtu tikpat pieejama kā tagadnes informācija. Lai nodrošinātu, ka vēsture varētu pāriet nākotnē, Lozānas Federālās politiskās skolas komanda kopā ar Kafoskara Universitāti Venecijā ir uzsākuši ambiciozu un unikālu projektu Venēcijas laika mašīna. Tā ir laika mašīna, kas eh, grib eh, digitalizēt apmēram 80 eh, Venēcijas valsts arhīvu kilometru. Venēcijas valsts pirms tās sabrukuma 1797. gadā bija viena no vislabāk administrētajām valstīm visā Eiropā un pārstāvēja antīko režīmu. Venēcieši bija tādi kā viduslaiku Google. Viņi domāja galvenokārt par izsekojamību izsekot laivām, kas iebrauc un izbrauc, izsekot cilvēkiem laikā un telpā, izsekot naudas plūsmām. Šī arhīva mašinērija, ko viņi izveidoja un ko viņi uzturēja gandrīz tūkstots gadus, ir neizsmeļams avots, ko rekonstruēt. Un tā ir pasaule, ko viņi paši sev bija reģistrējuši. Mums ir šīs milzīgās datubāzes, bet eh, tās vajag izpētīt un eh, tās vajag padarīt izmantojamas. Ar Venēcijas laika mašīnu vēsturē drīz būs uh, augstākās tehnoloģijas, kas ļaus to pārveidot četrās dimensijās un savienot ar lielākajām infor informācijas infrastruktūrām. Šīs jaunās pieejas ietekme varētu būt milzīga, jo šī mašīna ļaus mums uh, Eh, ceļot ārkārtīgi dziļā un bagātā simulācijā. Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka vīzijas ir tās, kas eh, saglabājas visilgāk. Tehnoloģijas mainās. Pēc eh, pāris gadiem tehnoloģijas jau ir novecojušas, metodas var mainīties, taču šī ideja par laika mašīnu, ideja, ka pagātne ir pieejama, ka tā ir demokrātiska un ka to var pārstāvēt, uh, Tas ir reāls dzinējspēks novatoriskumam, ne tikai tehnoloģiskajā ziņā, bet arī visā sabiedrībā. ma bisogna fare sentire. Now, sit down. Lūdzu, ieņemt vietas. Sit down. Now we start with the... Tagad sāksim uh, paneļa diskusiju numur viens - kultūras mantojums un eiropeiskums. Uh, To kopīgi vadīs eh, Silvija Kosta, kas ir Eiropas eh, kultūras izglītības eh, komitejas locekli. Paldies! Un turpināšu itāļu valodā priekšsādātāji ar jūsu laipnu patļauju, tāpēc aicinu viesus uzlikt austiņas. Es eh, esmu tik tiešām pilna ar emocijām un laimīga uzsākt šo paneļu diskusiju kopā ar Tajānī kungu. Ļoti pateicos parlamentu prezidentam, jo viņš tādā ļoti uh, īpašā veidā parlamentā mm, ir uzņēmis uh, mūs, un šī ir liela parlamenta iniciatīva uh, kas pasvītro, ka Eiropas parlaments tik tiešām ļoti arī vēlējās, lai būtu šis kultūras mantojuma gads. Piekrīt arī daudzam, ko jau teica Junkerkungs un ministri. Bet svarīgākais tiešām ir kopā būt šeit ar šiem ļoti ievērojumiem viesiem. Paldies viņiem un gribētu uh, arī teikt dažus vārdus par šo svarīgo saikni starp uh, kultūras uh, maintojumu Eiropā, materiālo un nemateriālo, varam teikt arī digitālo šodien, un uh, tas ir jāsavieno ar šo piederības sajūtu Eiropai. Un zinat, ka mēs prasījām, cīnījāmies, lai būtu gads, kas ir tiešām paredzēts, veltīts kultūrai. Uh, un uh, kultūras mantojumam. Un uh, jāsaka, šobrīd esam tādā ļoti sarežģītā uh, posmā Eiropā. Un te ir runa ne tikai par Eiropas kopīgo politisko projektu, par brīvību, par attīstību, kas ir nodrošinājusi 60 gadus jau mieru Eiropā, bet uh, arvien vairāk tagad uh, izvērš diskusijas par uh, saknēm, par identitāti, par mūsu kopīgo likteni, ko Eiropa nozīmē mums un arī tik daudziem, kas skatās uz Eiropu un kas iebrauc Eiropā. Un nevienmēr sastopas ar solidaritāti, kas ir mūsu Eiropas uh, mājas pamatā. Varam uzdot jautājumu, kāpēc mums ir šis gads? Es domāju, ka jautājums varbūt ir ļoti vienkāršs, bet tāpat laikā centrāli svarīgs. Nu, bet kas gan cits, ja ne māksla, kultūra, eh, garīgums, arhitektūra, eh, mūsu baznīcas, mūzika, literatūra, teātris un eh, Ja tas viss nebūtu padarījis Eiropu pazīstamu Eiropā, dodot tādu piedarības sajūtu Eiropiešiem, un eh, kas tad arī cits varētu veidot eh, tādu visatvērtāko piedarību Eiropai? Kas vēl, kas gan cits, ja ne Eiropas eh, kultūras un ainaviskais mantojums var mūs vienot dažādībā? Un tas m, mm, izpaužas arī, ir izpaudies dažādās tradēģijās un sašķeltības momentos Eiropā. Un, un tālāk viss šie vēsturi tiek nodota no ģimenes, e, no paudzes pācei. E, ko e, kas eh, var radīt vairāk eh, kopīga skaistuma un harmonijas un eh, brālības. Ar mākslinieki labāk par visiem zina, ka nav nekāda pretstata starp kultūras aspektiem un kopīgo izpratni piederēt Eiropai, bet tās ir vērtības, kas ir pamatā arī mākslē un zinātnē, un arī tas, ko jau teica, ka Mēs eh, vienisprāts esam par eh, intelektuālā darba darītāja darba atzīšanu, par to darbu, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu radošo brīvību. Mēs eh, zinām, ka mums ir bijis skatījums uz nākotni, to stiprina dažādi projekti, tūkstošiem projektu sākot ar Milānas samitu un samitu Berlīnē. Paldies par tā organizatoriem un arī citiem viesiem ir bijusi loma šajā samitā. Uh, Un jāsaka, ka te ir noiet tāds garš eh, ceļš, praktiski pusgadu. Un eh, gada beigās mēs eh, redzēsim tādu noslēgumu arī starp uh, kultūru Darba noslēgums notiks arī Eiropas parlamentā, un mēs turpinam darbu pie likuma, strādājam dažādos līmeņos, ļoti inkluzīvi, un gribētu teikt, ka Mēs varam uzsākt tagad savu paneļu darbu. Mums ir ļoti ievērojami viesi, kas uzsver šo saikni starp kultūras mantojumu un uh, Katrā ziņā tagad gribu sveikt ļoti īpašu viesi, un tas īpašais viesis mūsu panelī ir maestro Edzio Bosso. Viņš ir uh, itālis, eh, orķestra diriģents, viņš ir komponists un eh, klasiskās mūzikas mākslinieks, viņš ir diriģējis dažādus orķestrus, eh, starptautiskā mēroga arī Londonas simfonisko orķestri, orķestri un uh, arī uh, mūzikas svētkos Itālijā šogad viņš ir piedalījies un uh, paldies. Uh, par jūsu līdzdalību. Cienījamais maistrot, bez kavēšanās došu jums vārdu. Vienu lietu dzirdēju pēdējos gados. Jūs teicāt, ka mūziķis, mūzika definē Eiropu, kā arhitektūra definē, nosaka valstis. Nu, katrā ziņā gribu pateikties jums par šiem vārdiem. Paldies, kas mums viesis. Halo! Halo! Sveicināti! Pau! <laughs> Sono abituato a star di schiena e a fare musica è e più facile. Vedete? Sirsnīgi vēlos jūs visus apsveikt. Aspetto, kas jau. Ir viena lieta, kas ir ārkārtīgi svarīgs eh, mūzikai, klasiskai mūzikai. Un lieta ir tāda, ka cilvēkam vienmēr ir eh, kompānija, ir kaut kas, ar ko iet kopā. Un, un tā ir klasiskā mūzika. Kad man bija četri gadi, biju jau pieradis būt uh, Eiropietis. Un tas bija viegli, tāpēc ka mēs, kas veltam savu dzīvi mūzikai, jau notika agra vecuma apmeklējam, nu, vienalga, kurā valstī, Vācijā, Austrijā vai Itālijā. Ja mēs skatāmies uz lielajiem autoriem, tad eh, nav nekādu robežu. Mūzikai nav uh, robežu. Mūzika plūst. Un eh, simtiem gadu mēs uh, Eh, turpinam spēlēt Baha mūziku un kāds brauc 70 eh, km, lai iepazīstos ar eh, Benedetto Marčelo mūziku vai, piemēram, ar Šumertu. Šuberts, piemēram, tērēja uh, savus pēdējos uh, grāšus arī mūzikas uh, vārdā. Uh, Un tādā veidā mēs veidojam un esam uz priekšu savu identitāti. Mēs esam attīstījuši šo ideju. Un orķestris, kuru es šobrīd vādu, tas ir uh, itāļu orķestris, bet uh, pirmā viola ir no Rumānijas, otrā viola no Ungārijas un galu galā mēs eh, vienkārši esam orķestris visi kopā. Un gluži godīgi jāsaka, ka daži no mums ir, nu, tādi nedaudz dīvaini, jo cilvēki bieži vien ceļ sienas tā vietā, lai saprastu, ka tas nav nepieciešams. Nāk prātā tas, ka Beethovens, piemēram, sapņoja par uh, vienotu Eiropu. Mums ir uh, oda priekam tagad, un, nu, tā varbūt ir tāda kā spēle ar vārdiem, jo tie, kas uh, spēlē mūziku, tiem ir jāmācās valodas jau no paša sākuma. Um, mūzika Itālijā, teiksim, itāļu valoda ir mūzikas valoda, bet oda priekam vācu valodā. Freude nozīmē laime un Freude ir draugs. Nu, es domāju, ka tas izpauž to, kā cilvēki dzīvo kopā, kā cilvēki vienojas. Arhitektūra rada identitāti, tā rada Eiropu, kas sastāv no atšķirībām, to mēs redzam, bet eh, pēc tam, kas eh, kļūst eh, svarīgāks, piemēram, Mendelsons aprakstīja Itāliju to, kā viņš to redzēja savām acīm, caur simfonijas acīm, un tas kļūst par simfoniju. Skotija, Čaikovskis. Nu, varbūt labi nedaudz tādā itāliskā garā, bet uh, Čaikovskis, kurš uh, saka, Eh, Itālija, kur es mīlu simtkārtīgi, Itālija paradīze, nu viņš bija iedvesmots no tā, ko viņš redzēja. Domāju, ka tas tik tiešām demonstrē, cik eh, svarīga ir Eiropa un arī tas eh, fakts, ka mums nepieciešams saglabāt un rūpēties par mūsu atšķirībām. Un mūsu saknes, eiropeiskās saknes, manuprāt, ir mūzika Un tas, kas var eh, nojaukt visas robežas, eh, arī tā ir Eiropas kultūra. Iesaistot arī citas pasaules valstis. Un tāpēc gribētu izteikt aicinājumu strādāt vairāk. Un kā jau teica kāds cilvēks, kuram dzimšanas diena ir šodien, Klaudija Baldo, Pirms 40 gadiem Vene Venecijā jauniešu uh, orķestris tika veidots, un mēs uh, visi uh, bijām viens orķestris kopā, un arī Eiropa ir viens vienots orķestris, un tas uh, tieši sasaucas ar šīm saknēm, par ko es runāju. Saknes nav vienkārši viens. Uh, pavadiens, kas iet uz leju, bet tas ir tāds spēcīgāks tīkls, kas iet dziļi. Tā tad mums tas viss ir pieejams, un es nekad eh, nepārtraukšu teikt, ka labi, šī vieta ir parlaments, bet es domāju, ka mūzika mums var dot vissvarīgāko mācību, un tas ir, ka mums ir jāklausās, jāieklausa vienam otru, un tad arī Eh, problēmas pārtaps par iespējām. Paldies! Credete nella musica. Cre- ticiet uh, mūzikai un ticiet uh, Eiropai. Penso, grazie, grazie. Liels paldies, uh, maestro, visi arī esam emociju pārņemti un uh, došu vārdu pārējiem paneļa runātājiem. Varbūt mums biežāk jādod eh, vārds eh, e māksliniekiem, lai viņi runātu par Eiropu, jo Eiropai tik tiešām jūs esat eh, nepieciešama. Un tieši kā tu teici, un tāpat kā citi radoši intelektuālie mākslinieki, viņiem ir jādod balss un tas arī jau dod pierādījumu tam, kāda Eiropa ir un kāda tā varētu būt. Un varbūt arī mums šeit parlamentā ir eh, jāmācās klausīties, un šī nu bija ļoti laba mācība. Un tagad došu vārdu eh, daži no mūsu eh, paneļa dalībniekiem mūs pamet, bet tagad dosim vārdu mūsu viesiem. Ar lielu interesi viņus uzklausīsim, jo viņi pārstāv tādas ļoti svarīgas kultūras un akadēmiskās sfēras. Un Pirmais runātājs būs eh, Herman Parcingers, kas ir eh, Prūsijas kultūras eh, mantojuma fonda prezidents. Ar viņu tikāmies jau Berlīnē pirms dažām vietām. Viņš arī vada Eiropa Nostra. Un arī viņš ir uzsācis ļoti labu iniciatīvu, tādu kopīgu darbību rīcības plānu, ko esam parakstījuši, esam parakstījuši tieši saist režībā. Un eh, tas ir aicinājums eh, Eiropas ministriem, un tas ir tāds kā aicinājums, lai šis gads nenoslēgtos eh, vienkārši decembrī kā kultūras gads, bet lai tas tiešām būtu, nu, kā tāds dzinējs jaunai fāzei Eiropas politikā un kultūrā. Lūdzu, jums vārds. Yeah, thank you, Silvija. <clears throat> Members... Paldies, eh, Silvija. Godājumi Eiropas parlamenta deputāti, kolēģi, dāmas un kungi. Patiešām es esmu ļoti priecīgs uh, dzirdot to, ko teica vairāki ministri, kas eh, piedalījās arī samitā pagājušajā nedēļā. Komisārs, Grie Grieķijas, Vācijas, Horvātijas ministri par to runāja. Tas nozīmē, ka ar šo Berlīnas samitu esam kaut ko panākuši. Uh, Šis ir eh, Eiropas kultūras mantojuma gads, un Berlīnas samits bija viens no tā svarīgākajiem notikumiem. Mēs vēlējāmies patiešām savest kopā uh, cilvēkus eh, no visas Eiropas, un ieradās vairāk nekā 1500 dalībnieku, tika pārstāvētas 100 dažādas organizācijas, pilsoniskās sabiedrība, NVO, un uh, mēs norganizējām 70 atšķirīgus pasākumus, izstādes, debates un tā tālāk. Uh, Vienu nedēļu Berlīne bija kultūras mm, mantojuma centrs. Es eh, pārstāvu gan Eiropā Nostrā, gan arī Prūsijas kultūras eh, mantojuma fondu, kur ir iekļautas visas eh, bibliotēkas un nacionālie arhīvi Berlīnē. Mūsu mērķis ir savest kopā visus šos Um, cilvēkus, kas mēģina saglabāt kultūras mantojumu. Un otrs mērķis mums bija izmantot uh, šo kultūras mantojumu kā ieroci, jo galu galā tas ir milzīgs potenciāls, ko mēs varētu attīstīt tālāk un kas ļautu mums nodrošināt ļoti labu uh, kohēzijas faktoru, mēģinot saliedēt Eiropu un izveidojot Eiropas identitāti. Mēs šeit piedzīvojam finanšu krīzi, migrantu krīzi, populismu krīzi, un ir saprotams, ka ekonomika ir mūsu ikdienas dzīves pamats, bet ir acīm redzams, ka ekonomiskā labklājība nav tas spēcīgākais, kas mūs visus uh, apkopo. Krīzes laikā, tad, kad Eiropa šķiet sāk sadrumstaloties, mums ir vajadzīgs kaut kas cits, kas patiešām mūs saliedē, un es domāju, ka kultūrai un kultūras mantojumam ir šis potenciāls. Uh, Tieši tāpēc šis samets mums bija tik svarīgs. Mēs priecājamies dzirdēt no komisāra par šo jauno darba kārtību. Berlīnas aicinājumā lūdzu visi to parakstiet, to ir ļoti vienkārši izdarīt internetā. Tur ir runāts par kultūras politikas prioritāti un par finansējumu gan vietēji, gan reģionāli, gan Eiropas, un šādā veidā mēs varam nodrošināt arī saiknis starp institūcijām un pilsonisko sabiedrību. Uh, Kultūras mantojumam Eiropā ir vairāk izaicinājumu. Viens no izaicinājumiem ir integrācija. Šeit ir runa par tādu dubultu izaicinājumu, jo mums ir jānodrošina integrācija Eiropiešu vidū. Šeit ir ļoti daudz darāmā, ir arī ļoti daudz uh, cilvēku, kas pie mums ierodas no ārienes, un mums ir jāmēģina šie cilvēki arī integrēt. Tātad ir runa par dubultu integrāciju, kas mums ir jāveic, un tas ir svarīgi. Izglītība. Kultūras mantojums eh, ir vēsture, tāda materiālā vēsture, taču, ja jūs eh, nepārzinat vēsturi, ko tad šis kultūras mantojums, eh, šīs baznīcas jums pastāstīs? Es uzskatu, ka tā ir problēma. Es to dzirdu no vairākām Eiropas valstīm. Uh, izglītība vēsturē, mākslā, kultūrā ir eh, ļoti nozīmīga. Mums ir jānodrošina līdzdalība. Šeit varētu mm, piesaistīt arī internetu, interaktīvās mājaslapas un tā tālāk. Tāpat arī ir jādomā par daudzējādo perspektīvu. Mums visiem vajadzētu saprast, ka mēs, eiropieši, eh, vēstures notikumus eh, skatām no dažādām perspektīvām, un mums ir jāmācās no citiem par šīm perspektīvām. Uh, Kultūras mantojums man ir miera projekts, un tā ir vienīgā nākotne, kāda Eiropā ir iespējama. Liels paldies uh, par uh, šiem ierosinājumiem. esam nedaudz iekavējuši laika ziņā, tāpēc lūkšu nākošos runātājus ievērot divas minūtes laika limitu, jo pretējā gadījumā nepabeigsim laikā. Un tagad eh, Anna Duriptī, kura ir Arte eh, televīzijas eh, ģenerāldirektore. Mēs zinām, ka Arte veicina Eiropas kultūras programmas. Paldies jums, jo šodien Arte uh, Eh, strādā jau sešās valodās, eh, sagatavo programmas, un arī Eiropas eh, parlaments ir devis lielu atbalstu, gatavojoties trešajam darbības gadam. Un arī uh, vadošā Eiropa. Šis projekts ir iesaistīts jūsu darbā. Katrā ziņā prieku uzklausīsim jūsu sakāmo. Paldies. Paldies, priekšādētāji! Es ārkārtīgi priecājos, ka varu piedalīties šajā tik skaistajā dienā, kas uh, šeit ir nu, apzīmēta ar ļoti skaistiem simboliem. Es ļoti priecājos, ka pie parlamentā ir uh, lielas Simonas Vējas uh, fotogrāfijas. Un tāpat arī es priecājos, ka varu šeit ar jums runāt šajā zālē, kur ir pārstāvēti gan lieli politiski vadītāji, gan arī ļoti lieli mākslinieki. Uh, Tāpat mēs šeit varam pieredzēt, kā satiekas gan radošās industrijas, gan arī politiskais līmenis. Protams, mums ir jādomā arī par to, ka arvien vairāk ir jāpalielina budžets nākotnē. Tas ir ārkārtīgi iedrošinoši. Mēs priecājamies, ka pašreizējā jūsu vadītajā politikā ir vērojami mēģinājumi nodrošināt uh, saikni starp kultūru un digitalizāciju. Agrāk eh, mēs domājām, ka mm, digitalizācija ir mūsu pretinieks, bet eh, tagad Arte kanāls ir pārliecināts par pretējo. Arte, tāpat kā jūs, ir eh, cilvēki, kas priecājas par mākslu un kas ir uh, pārliecināti, ka kultūra, pateicoties digitalizācijai, varēs spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, ka tā varēs patiešām um, atdot Eiropu mūsu pilsoņiem. Pie tā strādājam jau 26 gadus. Ārte mēģina pārstāvēt visu Eiropas kultūras daudzveidību. Vairāk nekā 85% no mūsu programmām ir veidotas Eiropā, bet eh, tās eh, tiek izplatītas arī citos kontinentos. Un ļoti daudzas no šīm programmām mēs veidojam kopā ar mūsu partneriem Eiropā. Pirms eh, divām nedēļām savā ziņām Eiropas parlaments atgādināja par struktūrālajiem un finanšu šķēršļiem, kas ierobežo piekļuvi kultūrai un uh, Tur arī tika minēts, ka valodu barjera var nodrošināt negatīvu ietekmi uz kultūras pieprasījumu, un tieši tāpēc mums vajadzētu veicināt daudzvalodību. Jau vairākus gadus, šeit jau piecus gadus, mēs eh, sākumā ar Eiropas parlamenta atbalstu Artē esam izveidojuši politiku, kas ļauj daļu no mūsu programmām, kas runā par kultūras un arī aktuāliem jautājumiem, uh, Um, piedāvāt dažādās valodās. Tieši pateicoties digitalizācijai, 2015. gada beigās mums ir arte angļu un spāņu valodā, 2016. gada beigās arī arte poļu valodā un pirms dažām dienām arī arte itāļu valodā. Tas nozīmē, ka arte var uh, savā dzimtajā valodā uzrunāt 70% no visiem eiropiešiem. Uh, Protams, ka ārtē piedalās arī Eiropas kultūras mantojuma gadā, tiek sagatavoti dažādi pasākumi, un, protams, es nevaru tos visos iedziļināties, jo es pārsniegšu savu atvēlēto laiku, bet es vēlējos pieminēt, ka Eiropas atbalsts ir ļoti svarīgs, kā jau um, tika pieminēts šis Mitterāna citāts. Uh, Ir svarīgi domāt arī par finanšu atbalstu no Eiropas komisijas puses. To mēs novērtējam ļoti augstu. Pateicoties šim atbalstam, mēs līdz ar to varam būt ambiciozi un varam uh, veidoties par uh, kultūras uh, mēdīju, kas ļaus kultūru pietuvināt mūsu pilsoņiem, kā tas ir ierakstīts dibināšanas līgumos. Paldies! Paldies. Jā, tagad jūs saprotat, cik eh, grūti ir mums eh, parlamentāriešiem, kad mums dod minūti vai pusotra minūte un divas minūtes. Nu, tas jau ir liels uh, izņēmums. Un uh, saprot arī jūs, jā, nu, centieties pieturēties pie laika limita. Mums ir vēl divas paneļa diskusijas. Liels paldies. Un tagad Rikārdo Rivera Ortega no Salamankas universitātes. Tā ir ļoti īpaša Eiropas mantojuma pilsēta. Un, uh, Mēs eh, gribētu dzirdēt, kāda ir universitāšu loma Eiropā un ko vairāk varbūt universitātes varētu darīt, lai varētu dzīvot Eiropas kultūru arī jaunajās paudzēs. Lūdzu, profesor Kungs. Gracias, buenas tardes. Agradezco al Parlamento Europeo esta invitación. Lielas paldies. Lielas paldies Eiropas parlamentam par to, ka uzaicinājāt mani līdzdarboties šajā paneļa grupā. Es strādāju Salamankas universitātē. Mm un universitāšu loma Eiropas kultūras mantojuma veicināšanā jauniešu vidū ir nenovērtējama. Mums nepieciešams jauniešiem iemācīt, kas ir Eiropa, kas ir šis kopīgais kultūras mantojums, bet vienlaikus vēlos arī jums šeit nodot zinām vēstījumu Mums vajadzētu jauniešus arī uzklausīt. Arī viņiem ir daudz, kas mums sakāms, un, tā, un tādu mums ir daudz. Mums Eiropā ir milzīga bagātība, un tā ir šī jaunā paudze. Viņiem ir jaunas idejas, tās visas veidojas šais universitātēs. Daudz tiek runāts par mūžīgas savot, jaunības avotu, bet jaunība tas nav tas, cik gadu veci mēs esam, bet cik jauns ir mūsu gars. Uh, Eiropas kultūra ir veca, bet tai jāspēj vienlaikus būt arī jaunai garā kultūrai jāspēj mūsos raisīt emocijas. Mēs jau dzirdējām šeit, ko teica Bosokungs. Mēs zinā, dzirdējām ka viņš teica, lūk, kas gan ir Eiropas kultūra, ja tie nav jauniešu un emocijas. Mēs runājam par mūziku, par literatūru, bet arī universitātes ir daļa no kultūras. Universitātei ir jābūt tai vietai, kur mēs nododam tālāk tādas vērtības kā pašcieņa, demokrātija, un tā, lūk, ir universitātes loma. To dzirdam arī no Eiropas iestādēm, bet vienmēr esam šo domu aizstāvējuši, nu no kaut vai ieraugāmies uz Erasmus Plus programmu. Spilgts piemērs. Es pats līdzdarbojos kā students Erasmus programmā, biju Parīzē, Freiburgā savulaik. Un tā ir šī intelektuālā brīvība, ko šāda programma nodarbina. Tās ir kultūras vērtības, kas ir brīvas. Šis garīgais mantojums ir jābalsta uz zināmām un nemainīgām vērtībām. Pirms 500 gadiem mūsu universitātēs parādījās pirmās profesoras sievietes. Bet ja Eiropa nepaliks jauna, tad tā zaudēs šo kvalitāti. Un tai ir tomēr jāpaliek par šādu kultūras un identitātes centru. Paldies uh, par uh, tik tādu um, iedvesmot uzrunu Konstance Icel. Viņa ir uh, Eiropas vēstures ēkas direktore. Uh, Un mēs zinām, ka jūsu misija ir veicināt izpratni zināšanas par vēsturi, par kultūras mantojumu, tāpat arī par Eiropas institūciju vēsturi. Un arī ar to saistītās vērtības. Tātad lūdzu jums vārds. Dear Chair, dear members of the European Godātais priekšādātāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, vēlos īsā kārtā runāt par trim punktiem, kas saistīti ar Eiropas vēstures namu. Eh, Pirmkārtām, kā Eiropas mantojums ticis veidots, vai ir kopējs Eiropas vēsturiskais mantojums, un kā muzejs var piedāvāt savu ieguldījumu mantojuma definēšanā. Pirmkārtām, Eiropa ir kontaktzonas, līdzinot ar citiem kontinentiem, Eiropa vienmēr ir sastāvējusi no nelielām politiskām vienīgām, vienībām, kas salīdzinoši sa, nelielā teritorijā ir līdzās pastāvējuši, un tas nereti radīs konfliktus, bet vienlaikus radīs, radīs arī sadarbības iestājas starp dažādām uh, tautām, starp dažādiem valodniekiem valodas, reliģijas un etniskās izcelsmes grupējumiem. Eiropas vēsture līdz ar to var tik raksturota kā pastāvīga sad, Mm, interakcijas starp dažādām struktūrām, un arī līdz ar to Eiropas iedzīvotāji kontinentā šādi tikuši definēti. Mēs vienmēr piedzīvojam šādas savstarpējas ietekmes produktus kā kultūras mantojumu, un tāpēc e, gribu atsaukties uz neseno akadēmisko mantojumu, ka mm, vēsturiskiem mantojumiem ir spēcīga pār, pārrobežu dimensija. Un pat ja mēs kultī, kultūru raksturojam kā nacionālu, reģionālu, reģionālu vai vietēju, faktiski nav tādas kultūras, kas vienlaikus nebūtu arī interkultūra, tātad pārrobežu kultūra. Un te nonāk pie otrā punkta. Ja mēs mantojam un definējam tikai kā pagātni, ko iedzīvotāji tagadnē lemj sagad, saglabāt nākotnē, tad mums jāvaicā, vai pastāv vienota izpratne par to, kas piederētos Eiropas mantojumam, par ko visi eiropieši varētu būt svienisprāt un pamatoties uz labi pārdomātiem kritērijiem, ko mēs šai mm, izstādē izmantojam izmantojām, sagatavojām šādu priekšlikumu par to, kas mūsuprāt varētu būt uzskatāms par kopēju vēsturisku mantojumu. Un mēs, protams, tāpat laika apmeklētājiem lūdzam veidot pašiem savu priekšstatu par to, lai gan daudz piekristu, ka varbūt Grieķijas filozofija, romiešu likumi, kristietība, humānisms, eh, apgaismība un tādas eh, revolūcijas, kas piedzīvotas, ka arī veido pozitīvo vēsturam daļu savukārt koloniālisms, verdzība un tam līdzīgi genocīds varētu būt grūtāk pieņemams šī vēsturiskā mantojuma elementi. Tomēr mēs uzskatām, kā komanda, domājam, ka Eiropai vajadzētu, um, nevajadzētu atturēties no sāpīgās vēstures daļas apskatīšanas, un šis mantojums līdz ar to ir jā, tam jābūt daudzšķaitnēnam. Kā muzejs Eiropas vēstures nams var ne tikai stimulēt pārdomas par, mantu, par šo vēsturisko mantojumu, bet vienlaikus dot savu ieguldījumu mantojuma eiropeiskošanai. Eiropei Tas ir arī mūsu mērķis. Mūsu kolekcija nāk no nacionālām, reģionālām kolekcijām no vairāk kā 37 valstīm. Tās ir rekontekstualizētas kopā ar citām valstīm un tādējādi rada jaunu jēgu, jaunu kontekstu visiem šiem pārnacionālajiem vēsturiskajiem fenomeniem un parādībām. Izglītība pieļauj dažādas interpretācijas. Kad mēs Bozāri organizējām e, ekspozīciju par 1918. gadu, atsevišķi mākslinieki mākslinieki, piemēram, piedalījās eh, ar savām tādām vēsturiskiem stāstiem, nacionāliem stāstiem, un tas kopā noved pie Eiropas stāsta. Tas ir arī mūsu muzeja potenciāls. Mēs vēlamies papildināt nacionālo, reģionālo un vietējo perspektīvu par to, ko nozīmē piederēt Eiropaiskam vēstures mantojumam. Allora, and now... Paldies! Un tagad vārds Polam Dužardanam. Visi viņu pazīst, un ne tikai Briselē. Viņš ir uh, Bozāra uh, koncerta zāles uh, mākslinieckais vadītājs, un uh, viņš uh, strādā pie šī dialoga ar mākslu, un uh, mēs Būtu interesanti zināt, kā mēs varētu strādāt kopā ar institūcijām, iestādēm tādām kā jūsu. Eh, paldies! Kā jūs zinat, Eiratoms eh, ir bijis eh, šīm demokrātijas sākumam, es varbūt patērēšu vienu minūtu vairāk, un kā bazāra koncenzāras vadītājs es katru dienu redzu, ka kultūra un sabiedrība un cilvēki sadarbojas Un sanāk kopā šie trīs punkti - pagātne, tagadne un nākotne, saglabāšana un inovācijas. Un jāsaka, šī vienādība nevar pastāvēt pēc eh, tādas ilgtspējības no ekonomiskā, sociālā un kultūras aspekta. Un, kā jau es teicu, 2013. gadā Anzo rezolūcija tika parakstīta. labs eh, līdzsvars starp eh, mākslu un eh, attīstību. Ir nepieciešams meklēt šo māksliniecisko ekscelenci un izvērst dialogu starp pilsoņiem, intelektuāļiem un politiskiem lēmējiem un māksliniekiem. Es teiktu, nu, šis kultūras um, modelis uh, Viņam ir jābūt eh, tādam visus iekļaujošam, viņam ir jāiekļauj visus, un eh, Eiropa ir izdomājusi šo kultūras eh, vēstures jēdzienu, un arī veiksmīgi to ir tātad arī nesus pasaulē. Bet uh, citas kultūras šo mantojumu uzskata savādāk, varbūt saista to ar vietēju kultūru. Tas ir mantojums, kas varbūt nav tik sakrāls, Varbūt tur ir vairāk kādas privātas, nevis publiskas iniciatīvas, eh, ka varbūt tur ir vairāk nemateriālā nekā materiālā. Vai nevajadzētu, lai Eiropa pārskata pati savu eh, kultūras eh, mantojumu un izpratni? Mēs redzam, ka ir kultūras centri, kas to mēģina darīt. Un, jā, ir jādomā, kā 20. gadsimtā uh, kā to dara, piemēram, Berlīnē, tātad pārskatīt šo pieeju. Ehm, šis mantojums ir jānovērtē. Un to nedrīkst centralizēt. Eiropa ehm, tā ir centrāla, bet arī vietēja. Un tas ir nepieciešams, lai mēs varētu tālāk nest šo Eiropas ehm, garu. Uh, Vai nenavajadzētu vairāk decentralizācijas pārvaldot kultūras eh, nozari un it īpaši eh, strādājot pie eh, starp institūciju partnerības kultūras jomā? Piemēram, tas, ko mēs darām Erasmus, plus, ietvaros veicinot sadarbību starp universitātēm. Un saitnes starp Eiropu un pārējo pasauli. Tas nevar notikt bez uh, atpakaļ atdošanas un restitūcijas, tas ir tāds ētikas un gudīguma jautājums. Tātad bez šīs e, atdošanas nevar runāt par vienlīdzīgu kultūru, jo mums ir jāsaprot, kādas ir e, ekonomiskās, sociālās un vides e, realitātes. Uh, Tūrisms nevar būt eh, vienīgais eh, kultūras mantojuma mērķis, un te ir runa arī par Eiropas eh, pilsētu vidas veidošanu, izmantojot arī visas publiskās telpas, kur tie, kas kultūra un ekonomika, tā tad runātāju aicina noslēgt savu runu. Es gribētu atsaukties uz Davosu 2018. gadījumā par baukultūru tika ierosināts tur izvērst uh, moderno arhitektūru. Nu, urbānisms arī ir iespējams ar tādu holistisku pieeju uh, šim mantojumam. Runāt par šo Eiropas garu, uh, kuru mēs visi gribam veidot. Uh, 20. gadsimta kultūras eh, mērtības, eh, materiāls un nemateriāls, tām ir jāaiziet no šī iestingušā modeļa, lai nodrošinātu šo visaptverošo modeli, eh, lai stimulētu līdzdalību un kritisku prātu un izteiksmes formas ilgspējīgā veidā. Končeso. Siamo stati un po generosi. Esam bijuši nedaudz eh, devīgi piešķirot jums laiku, nu, jūs to nedaudz arī izmantojāt, bet mēs nu, ceru, ka citi neizmantos tomēr šādu pieeju. Labi, un eh, tagad dodu vārdu Johannes Ebertam, kurš ir Gēts institūta ģenerāls sekretārs, un eh, paldies Gēts institūtam par lielo darbu, ko jūs veicat, un, kā jūs zinat, Eiropā ir ar Mogherini kundzes un parlamentu atbalstu ir uh, atvērts uh, šāds Eiropas uh, kultūras sadarbības centrs. Mūs ļoti interesē šī jaunā iniciatīva. Um. Am Europäischen Parlament hat mich immer fasziniert. Eiropas parlamentā mani vienmēr ir fascinējis tas, ka viss, kas tiek pateikts, tiek uztūkots 23 valodās. Uh, Un eh, tad, kad kāds runāja, es izgāju cauri visiem šiem kanāliem. Izgāju cauri tad ātrāk, tad lēnāk. Un man sanāca tāds eh, Eiropas valodu koncerts. Es eh, arī priecājos un sajūsmājos par to, cik labi to tulki paveica. Uzskatu, ka daudzvalodība mums ir ārkārtīgi nozīmīga. UNESCO definē valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju. To mēs nedrīkstētu aizmirst. Un uh, šodien mēs to ļoti labi pieredzējām. Liels paldies uh, tulkiem par to! Es uh, vēlētos arī izteikties par ko mums ļoti svarīgu. Kostas kundze, jūs runājāt par jauno Eiropas darba kārtību kultūrai, un šeit kultūras mantojums arī spēlē savu lomu. Uh, Es eh, domāju, ka kultūrā ir vairākas dimensijas, kas mūs interesē, un šajā gadījumā tieši sociālā kultūras dimensija ir pati svarīgākā. Šeit, runājot par kultūras mantojumu, ir jāsadod jautājums, kā eh, kultūras mantojums varētu kļūt šis uh, punkts, kas ļautu nodrošināt sociālo um, kohēziju un Eiropas identitāti. Tika uh, runāts arī par to, ka kultūra ir tā, kas apvieno dažādu uh, sabiedrības līmeņu un dažādu dzīves gājumu cilvēkus. To mēs darām arī Gētas institūtā. Piemēram, Marokā mēs esam izveidojuši vairākus uh, apskates objektus, kas ļauj uh, arhitektiem iepazīstināt ar kultūras mantojumu tā, tādos uh, kā skrējienos. Uh, Tāpat arī, ja runa par identitāti, tad mums ir jāstāsta par Eiropas vēsturi. Mums ir arī interneta projekts, kur ir runa par uh, uh dažādiem priekšmetiem, piemēram, cukura gabaliņš. Un šeit mēs varam runāt par mm, Eiropas sadarbību 1840. gadā, kad vairākas nācijas uh, izgudroja šo uh, Eh, cukura, ga, cukurgraudiņu. Tāpat arī mēs varam stāstīt par vēsturi ar eh, dažādiem citiem priekšmetiem, ar eh, visu, kas ir redzams arī mūsu ikdienas dzīvē. Šādā veidā mēs jauniešiem varam pastāstīt par vēsturi un atgādināt par to. Ja runa par integrāciju, tad vāciešiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs esam uzņēmuši 7 līdz 8 tūkstošus bēgļu, un mums ir ārkārtīgi būtiski domāt par šo Eiropas identitāti. Mums, protams, ir vienmēr jāatcerās arī tas, kas notika Otrajā pasaules karā. Mums vajadzētu sev piesaistīt šo citu iedzīvotāju grupu, kas ir uzauguši ar pilnīgi citu naratīvu, ar pilnīgi citu vēsturi. Domāju, ka tas ir kultūras iestāžu pienākums un tas arī ir vēl viens kultūras mantoja, mantojuma elements. Tātad sociālais elements, Eiropas identitāte un integrācija. Tās ir tēmas, kas man saistās ar kultūras mantojumu. Paldies! Siamo assolutamente d'accordo. Jā, pilnībā piekrītam. Uh... Eh, Eberta kungs par sociālo dimensiju un arī par šo lielo izaicinājumu mūsu sabiedrībām. Uh, Um, Itālijā jūs zinat, ka um, da, pēdējos gados ir būsu mūsu pieejamība uzņemt uh, cilvēkus, un es esmu ļoti lepna par uh, šo palīdzīgo roku, ko Itālija ir devusi citām valstīm, uh, un citām valstīm, kur būtu netik devīgas bijušas, un es ceru, ka nu, nedaudz tas viss mainīsies. Nu, katrā ziņā tā ir bijusi ārkārtīgi svarīga lapas puse ne tikai Itālijas, bet Eiropas vēsturē. Un tagad kā pēdējiem šī paneļa ietvaros Stavros Bēnos. Uh, Viņš ir Grieķijas kultūras eh, ministrs bijis, eh, tagad viņš vada Diazoma asociāciju. Eh, tur ir darbojas arhitekti un mākslinieki, un var sakot, tā ir tāda daudz līmeņu sinerģija un attīstība, pateicoties kultūrai. Lūdzu, jums vārds divas minūtes. Θέλω να δεχθείτε μια θερμή. Paldies. Labu pēcpusdienu. Ļoti sirsnīgi sveicu jūs šo pēcpusdienu, esmu no Grieķijas un uh, sveicien arī no mūsu organizācijas diezoma piedriem. Uh, man priekšā ir Eiropas parlamenta rezolūcija, parakstīta 8. septembrī 2015. gadā. Un uh, Diazoma mana asociācija ir uh, īpaši izcēlu šo rezolūciju, jo tā ir ārkārtīgi svarīga mums un citām institūcijām. Tā tad tur ir iekļauti visi kultūras eh, ražojumi un Eiropas eh, kultūras vērtības. Šis eh, teksts, šī rezolūcija balstās uz milzīgām vērtībām, kuras uh, kopsamilkumā var izteikt eh, pāris vārdos - sinerģijas. Dāmas un kungi, mums eh, visiem ir jābūt iesaistītiem, jādarbojas eh, kultūras vidē, un tas attiecas ne tikai uz valsts sektoru, bet jāiesaista visus pilsoņus. Šis rezolūcijas teksts ir mums arī atbrīvojošs, manuprāt, garīgi atbrīvojošs, jo tur ir atsaucas uz kultūras mantojumu kā uz uh, valsts uh, labumu. Tātad tas nav kaut kas, kas pieder kādam, tas pieder visai cilvēcei, visiem um, Eiropas un pasaules pilsoņiem, bet teorētiski ejot tālāk, tātad, nu, kā tas realizējums praksē, nu, nu finansēšanas ietvari. Tādējādi mums ir jārada jaunas kultūras projektus, lai varētu demonstrēt savus uh, kultūras pieminekļus. Lūk, šajā jomā tad arī darbojas mana organizācija Diazoma. Tā attiecīgi arī savulaik veidojās. Mums ir laba sadarbība ar kultūras ministriju un paldies mūsu ministrei par klātbūtni. Šī ir tāda kā koalīcija starp reģionālām iestādēm, arheologiem, intelektuāļiem valsts eh, finansēšanas iestādēm, bankām un dažām korporācijām, uzņēmiem, kas arī iesaistās mūsu kopējos eh, centienos. Viens no mm, pirmajiem rezultātiem mm, šai darbībai, mm, kas izrietēja no šīs Eiropas Savienības, eh, Eiropas parlamenta rezolūcijas, ir uh, seno teātru prezentēšana un tas eh, dos ieguldījumu mūsu reģiona ekonomikā. Tas notiks oktobrī, bet mēs gatavojamies arī citiem pasākumiem. Mēs runājam ne tikai par eh, šo simbolisko dienu, tai ir jābūt dienai, kad mēs eh, izsakam kopīgu solījumu, ka mēs aizsargāsim savu kopīgo kultūras vīdi un mantojumu un liksim to visu mūsu darbību vidū. Tie. Allora, intanto una cosa. Paldies! Eh, gribēju teikt visiem mūsu runātājiem, ka mums ir ļoti daudz darba Eiropas parlamentā kultūras jomā, jo šis horizontālais skats, eh, kur mēs neskamies kultūru kā uz tādu vertikālu eh, pīlāru, bet kur iesaistās pētniecība, digitālā joma, struktūra fonda, tad viss ir horizontāli saistīts. Un, uh, arī tāpat inovācija politika. Nu, tas viss tur ir iekšā un ceram, ka visas dalībvalsts un visa uh, kultūras kopiena atbalsta šos centienus un eh, arī, protams, šo digitālo jomu. Gribētu teikt sekojošo. Mums vairs nav laika, kā mēs sākotnēji bijām domājuši, dot iespējams uzdot jautājumus un sagaidīt atbildes, jo mūs gaida vēl citas paneļa diskusijas. Varbūt izdarīšu vienu eh, izņēmumu, jo sākumā jau viena persona lūdza iespēju pateikt eh, kaut ko. Un, Manuprāt, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Došu vārdu tikai vienai personai. Ļoti atvainojos par to, bet mums pēc tam mēs uzklausīsim mūziku. Uh, šie bērni jau kādu brīdi stāv kājās un ir gaidīgi, respektēsim arī viņus. Tātad, un pēc tam sāksies nākamā paneļa diskusija. Došu vārdu. Uh, Future for Religious Heritage uh, Lilianai Grotsvāgers. Viņa man uh, jau pašā sākumā lūdza iespēju izteikties šajā pasākumā. Esmu šeit zālē, uh, māja. Grotsvāgers kundze. Tā tad man šķitās ļoti svarīgi dot jums vārdu. Viena minūte. Paldies, eh, Kosts kundze, par iespēju izteikties. Tas ir liels gods būt Eiropas eh, parlamentā, Eiropas mājā un runāt par mūsu iniciatīvu Eiropas kultūras gadam un eh, būt šeit, lai lūgtu jūs visus piedalīties mūsu iniciatīvā. Šis ir aicinājums līdzdalībai attiecībā uz mantojumu un kultūru. Tā ir kā dārguma lāde, pilna ar eh, vēsturu un stāstiem. Mēs aicinam eh, jūs visus uzrakstīt vēstuli, dot eh, tādu kā pierādījumu, kā zīmējumu, kādu attēlu digitālajam portālam vai tātad iemest to šajā kastītē šodien. Jūs atradīsiet eh, bukletiņus eh, pie ieejas eh, par mūsu iniciatīvu. Paldies! Mums būs kopīga Eiropa dažādībā, un mēs parādīsim, ka mēs visi strādājam kopā, ka esam viens orķestris, dziedam dažādos toņos, bet, kā jau sākotnēji tika teikts, Eiropa tomēr ir viens vienots orķestris. Paldies! Un šeit gribētu uzsvērt vienu no tik daudziem pār uh, eh, nacionāliem projektiem 21. Eh, septembrī. Visi Eiropas zvani skanēs kopā, arī tā, man liekas, ir skaista un simboliska iniciatīva. Un uh, tagad, un visbeidzot, uh, jaunie mākslinieki. Tā tad uh, būs arī video attēli, jūs īsumā redzēsiet, uh, kas ir Eiropa Inkanto. Uh, Eh, tā ir tāda mm, jauna metode. 50 eh, miljonu bērnu tur ir iesaistīti, tūkstoši bērnu, eh, kas mācās dziedāt operu Itālijā. Un šo bērnu ir ļoti daudz. Un e, tas ir tāds e, liels, e, būtisks piemērs izglītībai. Katru gadu tiek realizēts dažādas operas, dažādos teātros, Romā, Neapolē, Florencē, Boloņā un arī citur. Un ir iesaistīti arī šo pārējo pilsētu teātri. Uh, Daudz dažādi mācību spēki tiek iesaistīti, un šī iniciatīva ir eh, dzimusi, lai eh, ļautu mācītu mīlēt operu ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Ir eh, tūkstošiem vecāku pasniedzēju, brāļu un māsas, kas ir iesaistīti, un kad jūs redzat kādā itāļu teātrī kādu operu ar viņu līdzdalību, tad uh, veselu mēnesi, man liekas, ir divas, trīs uh, izrādes dienā, un zāles ir absolūti pilnas. Un, uh, jā, esmu to redzējusi pati ar savām acīm, un uh, tas uh, arī viss uh, ir iekļauts Eiropas operas tīklā. Ar šo uzrunu arī noslēdzu tagad savus vārdus, un tagad došu vārdu. Uh, orķestra uh, direktoram, um, diriģentam. Uh, Un e, viņš ir norādījis, ka, lai e, tuvinātu e, bērnus, jauniešus mūzikai, tad uh, Tas nozīmē, ka viņi var mācīties par melodrāmu, tas ir svarīgi, tas ir ārkārtīgi būtiski mūsu kultūras mantojumā, un es domāju, ka viss, kas mums ir jādara, mums ir vienkārši jānoslauk putekļi no operas, lai tā būtu tikpat būtiski, kā tā ir bijusi, un uh, tiem vecākiem, kas šeit ir klāt. Ir arī kompaktdisks, Eh, tāds kā karaoke dziedošanas eh, kompaktdisks ar eh, operas tekstiem, un tā tad vecāki var šo kompaktdisku uzlikt mašīnā, braucot, vadot bērnus uz skolu, un es domāju, ka tas ir kolosāls piemērs, kā kultūras mantojums var tikt nodos no paudzes paudzei, un tagad uzklausīsim māksliniekus. Grazie. Just... Paldies. Gribētu tikai pateikt vienu lietu. Divas skolas no Romas un viena skola no Beļģijas ir pārstāvētas. Bet kas ir interesantākais, ko jūs redzējāt, kā Eh, šis ir tāds inkluzīvs pasākums, jo eh, bērnu vidū ir eh, bērni, kas ir nedzirdīgi, kas arī mācās mūziku, līdzdarbojas, un viņi nav kaut kādā veidā izslēgti, bet visi bērni arī zina zīmju valodu. Nu, tā ir vēl viena ļoti svarīga pieredze. Paldies! I like it.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 Thank you so much! Liels paldies par eh, šo fantastisko aīdas dziedājumu. Paldies jaunajiem mūziķiem, jaunajiem dziedātājiem, eh, diriģentam un mūziķiem. Paldies visiem! Un tagad ar eh, šo mūzikas uh, sniegumu noslēdzam pirmo paneli, un otrais panelis, otrā paneļa diskusija to vadīs mūsu draugs Mičēja Diakonu, kas ir eh, referents par kultūras mantojuma gadu parlamentā. Lūdzu, Mičēja, nāciet šeit tagad priekšā. work. Yeah? Please sit down. Godātie klātesošie, lūdzu ieņemiet vietas. Thank you. Good afternoon and... Labu pēcpusdienu visiem. Tā kā šodien esam ieradušies šeit, lai apspriestu kultūras mantojumu, es gribētu iesākumā teikt to, ka valoda ir daļa no mūsu kultūras mantojuma. Un iespēja dzirdēt katras mūsu nācijas valodu faktiski tiešām ir tā, nu, unikālākā mūsu daudzveidības izpratne, vien, izpausme vienotībā. Un tā kā runāt vienu valodu, pašam savā valodā ir daļa no kultūras mantojuma, un turklāt tā ir arī pirmā patriotisma pazīme, ļaujiet man turpināt šo uzrunu rumāņu valodā, kas ir mana dzimtā valoda. Liels paldies! Es domāju, ka ir ārkārtīgi skaidrs, ka šī konference faktiski ir tādas svinības, ko mēs šobrīd rīkojam. Mums ir īpaši viesi, un tie esat jūs visi, lai no kurienes mēs arī nenāktu. Mums visiem jānoliec galvas tā priekšā, kas mūs definē, mūsu kultūras mantojuma priekšā. Eiropas kultūras mantojumu gads tika nu, iedibināts kā mūsu kopējās solidaritātes izpausme, un tur līdzdarbojās viss parlaments un tā Eiropas un tā kultūras komiteja. Gribu teikt paldies visiem deputātiem, mums bija sarunas ar Eiropas komisiju un padomi par šo ideju, un mēs, jāsaka, visi bijām vienisprāti šajā gadījumā. Es esmu referents, kas strādāja pie šī ja, ziņojuma sagatavošanas, un tāpēc es uzskatu, ka tās tiešām ir svinības. Svinības, kas aizsākās šeit Eiropas parlamentā un kam piekrita arī pārējās ēs iestādes. Tas nebija viegls uzdevums, bet guvām uh, panākumus. Un svinības šogad uh, notiek visur Eiropas Savienībā, atzīmējot kultūras mantojumu kā svarīgu vērtību, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi mums visiem. Svarīgi uh, mums Eiropas ideju nest Eiropas iedzīvotājiem. Un, uh... Un tālāk. Ķersimies pie paneļa runātāju uzstāšanās uh, secības. Pirmām kārtām uzklausīsim Marksu, uh, Marksa kungu. Ķerī Marks. Viņš ir pavārs, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kundi. Kungi, es pat teiktu, man mīļie Eiropas draugi, esmu ārkārtīgi aizkustināts. Jo jāsaka, eh, tas, eh, ka es nāku no Parīzes nostūra, sākotnēji nebūtu nevienam būtu licies, ka man novedīs pie tā, ka uzstāšu šeit Eiropas parlamentā. Tātad runājam par to, kā saglabāt un veicināt kultūras mantojumu kultūras mantojumu. Jau agri skolā uzzināju, ka izglītība ir nepieciešams emancipācijas ceļš, ir jāizglītojas. Man bija jāizglītojas e, kā pavāram dažādās pavāru skolās un ātri uzzināju, ko nozīmē kultūras mantojums. Tas ir mūsu no tēviem pārmantotais, un to ir ļoti svarīgi precizēt, jo mūsu uh, tēva atstātais mantojums ir faktiski tādi kā atsaucas punkti tālākajam ceļam, un tieši uz tiem pamatoties virzīsimies priekšu, lai pārliecinotos, ka nebūtu nopietnu konfliktu starp novatorismu un tradīcijām, jo galu galā galvenais ir šī mantojuma nodošana tālāk. Nu, lūk, tas ir tas, ko faktiski atceros vislabāk no savām mācībām, un tās ir tās pamatidejas par mantojumu. Nu, ko tad gastronomijā darīsim nākotnē? Kādi būs šie nākotnes gastronomiskie e, mantojuma elementi, ko mēs kolektīvi kā Eiropa nodosim tālāk? Kopīgi strādājam, piemēram, pie amatnieciskajām vērtībām kopā arī ar akadēmiķiem strād, zinām, ka ienāk tajā visā digitālā joma, svarīgi domāt par lauksaimniecību, par šīs jomas ietekmi uz vidi, uz sabiedrību. Un, un, protams, māksla beigu beigās arī māksla ir tas, kas spēj virzīties uz priekšu šiem amatniecības jomai. Un tāpēc Eh, mums jāspēj strādāt, lai nonāktu no maziņā pie lienā, lielā, lai radītu šos kopējās eh, pasākumus, un tā es esmu spējis progresēt. Un saprast, ka faktiski nav nekādu konfliktu starp, starp to, kas ir skaists un to, kas ir liederīgs. Eiropas spēks ir tās daudzveidībā. Tās spēks uh, ir eh, visiem, ir mūsos visos kopā, nevis kaut kādai vienai pusē pretstatā pārējām. Paldies priekšādātā. Euh, Lielas paldies arī jums. Tālāk došu vārdu Matildei Dekotē, kas ir fotogrāfe un dizainere. Faut que j'appuie là. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés. Dāmas un kungi, godātie deputāti, ministra kungs, komisāra kungs, godā tie klātesošie, mīļie Eiropas draugi. Gribu no sirds teikt paldies Antonio Tajānī, ka viņš deva man iespēju ierasties šeit un pastāstīt par to, cik svarīgi atbalstīt kultūras mantojumu, cik svarīgi to Eiropā veidot, cik svarīgi atbalstīt Eiropas māksliniekus. Es esmu pašos pamatos Eiropiet, esmu dzimusi Briselē, dzīvoju Parīzē. Un eh, ko 70, 2006. gada aktīvi līdzdarbojos Eiropas kopējā telpā, cenšoties par Eiropisku un pārliecināt arī savus draugus. Mēs šos Eiropas mērķus uh, virzām uz priekšu. Un tas ir kas vairāk nekā kaut kādas, um, nezinu, gastronomiskās pamatvērtības. Es jūtos uh, tiešām Eiropieti, tas ir manos gēnos, un uh, tas, es, es jūtos Eiropas māksliniece. Es eh, vairāk esmu attēlu un netik daudz vārdu mākslinieca. Man ir šeit arī jums parāda, parādāma filmiņa, eh, kas arī norāda uz manu darbu. Tad, ja mēs varētu redzēt tagad šo filmiņu uz ekrāniem. J'ai toujours voulu être photographe. Je suis autodidacte. J'ai été reporter pendant 10 ans et je vivais à Los Angeles, magazine français. Strādājis pie dažādiem jautājumiem. Strādājus arī Losandželosā, kad atgriezos Francijā. Strādāju ar dažādiem māksliniekiem, gastronomijas citiem jautājumiem. Tas arī ļāva man redzēt, kā tiek eh, veidot šīs lietas. Kā, piemēram, burkānīkšana izskatās pēc uh, vulkāna, un tas, kas ir ražots zemē, tas izskatās pēc zemes. Avec... Spēlēju ar mazu un lielu, ar konkrētu, dažādajām sastāvdaļām. Tad es arī eh, esmu mēģinājusi atspoguļot virtuvi visā mm, tās dažādībā, izveidojot mm, filmiņu, spēlējoties ar šo visu telpā un arī to aprakstot mm, grāmatās, lai cilvēkos radītu cita veida emocijas. En 2001, quand je suis arrivée. 2001. gadā, kad sāk strādāt gastronomijas jomā, Eiropā veidojās jauna kustība, tā saucamā molekulārā virtuve. Ķerī Meksato nodarbojās Francijā, Estons Rūbentāls, apvienotajā karalistē paralēli. Šai evolūcijai arī virtuvē pasaules līmenī notika fotogrāfijas apvērsums, radās pirmie šī digitālās fotokameras, un nu, tad arī uzreiz es piedalījos šajā tehniskajā progresā, kas ļauj demokratizēt fotogrāfiju. Ātrāk varēja arī ar attēlstarpniecību izplatīt informāciju. Atgriezīšos 1994. gadā, pateicoties Francijas aliansē, organizēju arī mobilo izstādi 19. gadā un runāja par uh, pārtiku, par universālu jautājumu. Jāteic, jā, ka šis ir tāds ļoti aktīvs uh, jautājums. Pārtikas skar ne tikai Eiropiešus, bet arī citus Internets, Facebook, Instagram ir brīnišķīgi, kas palīdz arī attīstīties eh, māksliniekiem. Esmu par to, ka 80% no attēliem mēs varam redzēt uz mazajiem ekrāniem. Neaizmirsīšu to, eh, kādēļ es kļuvu par fotogrāfu. Šīs milzīgās emocijas, kad es pirmo reizi, kad es pirmo reizi redzēju arī šo milzīgo attēlu um, izstādes telpā. Ļoti svarīgi iestāties pār autoru tiesībēm, ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības valsts apvienojas, apvieno savas resursus, lai ļautu arī autoriem, māksliniekiem uh, izpausties šeit Eiropā. Tādējādi es uzskatu, ka arī Cienpilna Eiropa turpinās pastāvēt. Paldies! Uh. Marion Ackermann, Direktor General Staatsliche Kunstsammlung in Dresden. Akermans <laughs> kundze no eh, Dresdenes eh, mākslas eh, muzeja. Eiropas demokrātiskās vērtības šobrīd tiek grautas. Eiropas kultūras institūcijas aizvien vairāk saskaras ar mākslinieckās brīvības apdraudējumu un radošanu apdraudējumu, un tāpēc tām ir jāieņem pozīcija un jāsāk uzdot jautājumu par savu elitāro struktūru un ir jā, jau veido jauna muzeja dzīve un ir jāatgriežas pie amatniecības, lai izjustu atkal materiālus un tādējādi var atkal salāgot um, tos, tās plaisas sabiedrībā, kas ir pieredze un zināšanas pastāv ne tikai prātā, tās var būt iemiesotas uh, citos materiālos, un eh, tādējādi varam eh, radīt jaunu realitāti un iepazīt šo pasoli. Kā mēs esam to mai, mantojuši no vēstures. Tiek radīti instrumenti Dresdenes vākslas mākslas, kā krātuve strādā kā funkcionējoša krātuve, ja tā var to teikt. Mums ir paveicies, ka liela daļa no mākslas uh, ir izdzīvojušas uh, Saksijā un citur Vācijā. Un uh, mūsu sadarbība ar uzņēmumiem rada 290 miljonus eiro, kas ir liela daļa no radošās rūpniecības. Uh, Un eh, daudzi um, amatnieki šobrīd Saksijā joprojām ir apdraudēti, jo viņiem jāsa, uh, jākonkurē ar starptautiskajiem uzņēmumiem. Piemēram, ir tikai divi uzņēmumi, kas eh, um, strādā ļoti retā tehnikā. Mums nevajadzētu zaudēt prasmju daudzveidību, jo tas var veicināt modernizācijas procesus un demonstrēt nākotnes perspektīvas, piemēram, uh, Drezens eh, karaliskās pils rekonstrukcijai eh, tika izmantotas tehnikas, kas eh, mūsdienu būvniecībā netiek izmantots, bet tādējādi mēs tās atkal atzīvinām un radām darba vietas. Muzeji ir iedvesmas un inspirācija avots, un šis te atmiņu uzspiešanas princips ir aizstāts ar atmiņu radīšanu. Uh, un tiek sasaistīti, eh, sasaistīts vietējās prasmes ar globāliem konceptiem un eh, papildus eh, mākslas avangardam 1900. gados šī pilsēta tagad ir um, pilsēta, kurā strādā 3D uh, eh, printēšanas mākslinieki un uh, fotovoltaika mākslinieki un tā tālāk. Un uh, mums ir jācīnās, lai cī, um, vērstos pret uh, pretstatīšanu starp lauku reģioniem un pilsētām. Un uh, muzeji var veidot tiltus starp paudzēm, tehnikām, institūcijām un uh, var satuvināt cilvēkus Eiropā un Vācijā. Uh, kanoniskās domāšanas eh, um, izskaušana, eh, kas ļauj novērtēt arī amatnieku darbu, um, var atdot uh, amatniekiem atkal um, pašapziņu. Praktiskas zināšanas ir jāatbalsta un ir jāiedrošina atkal radošums. Paldies! Cer, cer Îmi cer scuze. Uh, simt un fel de plăcere sadică să pronunț cuvintele. Jā, man arī ir tāds ārkārtīgi liels uh, prieks izrunājot šos vārdus. Jums ir divas, trīs minūtes. Development International Council of Museum. Un tagad uh, muzeja starptautiskās padomas uh, pārstāve. Liels paldies! Un tātad kultūra ir tas, kas mūs atšķir no citām sugām. Un tad nu varētu domāt, ka vairs nav nepieciešams pārliecināt kādu par to, cik nepieciešams ir saglabāt mūsu kultūras mantojumu. Taču tas gluži tā nav. Šodien vairāk nekā jebkad agrāk kultūras mantojums ir gan kustīgs, nekustīgs, materiāls, nemateriāls un uh, tas tiek iznīcināts vai arī tiešām vai nejauši ar to nelegāli tirgojas un tam līdzīgi. Kultūra ir tas, kas mūs atšķir no citiem, un es pateicos parlamentam par to, ka jūs atbalstāt mūsu kultūras mantojuma aizsardzībā, tās uh, veicināšanā daudzveidībā un lomu, kā tās spēlē sabiedrībā. Es ceru, ka mēs visi saprotam, ka mēs šeit ne tikai aizsargājam uh, objektus, priekšmetus, mēs, saglab, mēs arī šeit glābjam mūsu attīstību. Eiropas Savienība, protams, to ir sapratusi un arī to piedzīvoja pāti, kad komisijas uh, uh, iekšlietu ģenerāla direktorāts arī koncentrējās 2012. gadā uz nelegālo arī kultūras priekšmetu izniecību, lai varētu veicināt sinerģijas, papildinātību un sadarbību. Neviena institūcija, viena pati vai valsts viena pati nevar izsināt viena pati šo problēmu. Šis ir darbs, kas mums ir jādara visiem kopā. Mums ir jākoncentrējas uz ilgspējīgiem, iedarbīgiem risinājumiem. Iz Es arī konstatēju, ka kultūras aizsardzība tiek uzskatīta tikai par politiku, par problēmu, kas skar tikai un vienīgi kultūras priekšmetus. Taču lietas dramatiski un ātri mainījās. Pēdējo divu gadu laikā ir kļuvis skaidrs, ka likmes ir krietni lielākas. Kad mēs redzām masveida uh, vēstures iznīcināšanu un kā tas apdraud arī civilizāciju. Mēs redzējām, ka tas kļūpa par ilgspējās attīstības, attīstības jautājumu, tas bija drošības jautājums, izdzīvošanas jautājums, aizsargāt kultūru. Tas tagad ir arī saistīts ar cīņu pret terorismu. Mēs visi esam savstarpēji atkarīgi, lai kādi būtu arī iemesli uh, argumenti, kāda ir jums, lai aizsargātu kultūru. Viena lieta ir skaidra aizsargājot kultūras mantojumu. Mēs aizsargājam arī savas iespējas dzīvot o, labā o, nākotnē, gan šeit, gan aiz robežām. Paldies! Thank you. Count Rodolphe de Loz Korsvarem, President European Historic Houses Association. Paldies, tagad lūdzu Desmaris kungs. Delos Korsaram kungs. Paldies! Jūs atvērāt sava nama uh, durvis, arī šis ir mūsu nams, mums šeit ir daudz draugu. Ne visi mums draugi, bet tomēr ir daudz draugi. Es pateicos cilvēkiem, kas palīdzēja mums, lai 18. gads kļūtu par Eiropas uh, kultūras mantojuma gadu komisijā. Man ir draugi, viņi ir lieliski pastrādājuši gan kultūras ģenerektorā, tā citur mums ir arī valsts vadītāji, kas ir mūsu draugi, jo bez eh, valsts valdību vadītājiem nebūtu kultūras mantojuma gada. Viņi par to lēma, lai tas tā būtu. Gribu arī pateikties. Uh, tādiem draugiem, kas pārstāv arī Eiropa Nostra, arī Kultūras Eiropas alianses. Šeit runa ir par 40 asociācijām, nesam vieni. Es šeit pārstāvu Eiropas vēstures nāmu asociāciju. Tad, nu, Vēstures nāmi tā ir kā ķēde, kuro vidū ir šis, šie ķēdes savienojumi, bieži vien ir vāji, vēstures mājas, vēstures nāmi ir bieži vien attālināti, un bieži vien šie nāmi tiek remontēti cilvēki, kas ir īpašnieki, nemaz nav tik turīgi. Pat ja viņi varbūt ir tādi bijuši kādu laiku atpakaļ, par to ir jārunā, tādēļ man arī ir prieks būt šeit jūsu vidū. Ko es varu teikt? Eiropas kultūra ir svarīga politiķiem, valstīm, svarīgāk nekā lauksaimniecība, automašīna industrija. Jūs to zinājāt arī kā ķīmija. Līdz ar to, dāmas un kungi, nevajag tai raudāt, mums ir jāpriecājas un jābūt uh, lepniem un jārunā par šiem jautājumiem. Pēdējā lieta. Es arī vēlos runāt par to, par ko daudz netiek runāts politiskajās arēnās. Tie cilvēki, kas ir ārpus lielajām pilsētām, kas ir laukos, šie cilvēki ir ļoti svarīgi. Un noslēgumā šeit mēs ne tikai to darām cilvēkiem, kas ierodas apskatīt šos namus, Mēs arī atbalstām mazos putniņus, bitītes, taureņus, jo mūsu parki un dārzi ir tie, kuri uzņem un uh, kur dzīvo šie dzīvnieci, kas ir nepieciešami. Kad jūs runājat par uh, drupām, domājiet arī par skaisto dabu, kas mums ir jāglābj. Es jums ļoti pateicos par man doto iespēju šodien uzstāties. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Olimpija Brači Marmoros, ko artistic director, Association Piccolo Teatro Mark. Paldies! Tagad Marmoros kundze. Cultural heritage. Dārgā, dā, augsti godātais priekšsādātāji, kungs, dāmas un kungi, es uzstājos, lai iepazīstinātu jūs ar kultūras projektiem. Uh, Pikolo teātra asociācijas palīdzību. Ir dažāda veida palīdzība, UNESCO to ir klasificējusi, un būtībā tas, ko esam mantojuši no pagātnes, to veidojam šodien un nododam nākotnē. Pikolo teātri nodibināja uh, dažādi, eh, ļoti eh, zināmi eh, kultūras darbinieki, Vilā Katiņjāno dzimušie mākslinieki sienas apkārtnē. Un tur sākās vienkāršie teātra uzvedumi, un tad bērnus mācīja, kā uzstāties teātrī, kā mēģināt rakstīt jau scenārijus. Uh, marga, kas noturināja šo uh, Piklo teātra sienā, pārvācās uz uh, pilsētu, un tas bija teātris, uh, kurā bija simts vietas. Šis teātris uh, kļuva par ekvivalentu izglītībai un teātra spēlei. Pikolo teātris uh, gandrīz 50 uh, gadus uh, ir aktīvi strādājis, un šodien uh, Esmu apņēmusies eh, turpināt šo iesākto eh, darbu kopā ar Gerardo Mafei, esam mākslinieckie vadītāji, un mūsu asociācijas mērķis ir aktīvi strādāt un turpināt to mm, kultūras mantojumu, kas ir taustāms un garīgs. Mēs a, eh, turpināsim apmācības a, programmas un veicināsim partnerattiecības nacionālā un ā, starptautiskā līmenī, veidojot kopējas teātrus uzvedums. Un noslēgumā divi ļoti būtiski paraugi paraugu cienīgi cilvēki ir runājuši par to, ka kultūras komponenti ir viena no visā nozīmīgākajām komponentēm, kas var mainīt arī sociālo dzīvi. Māksla un uh, viss, kas ir ap to, ir absolūti nepieciešams ekonomiskai, ekonomiskai labklājībai. Un radošie profesiju pārstāvji ir tie, kas veicina nākotni. Nākotnē radošais sociālais un humāna kapitāls ietekmēs visvairāk. Tādēļ kultūra un māksla ir nepieciešama ir nepieciešama jauna pieeja. Kultūra un māksla veido šīs kopējās mūsu uh, vērtības. Jādefinē mākslu uh, kā to, kas ir nepieciešams, nevis to, kas ir pārmērīgs. Paldies! Tagad Marija Tereza Šetīno, Strasbūras uh, universitātes profesore un antīkais nākotne asociācijas vadītāja. Priekšstādāja kungs, dāmas un kungi. Man tiešām ir gods uzstāties šeit parlamentā. Uh, Es pārstāvu Francijas universitātes, Eiropas universitātes, un tās vienmēr ir bijušas vadošās, runājot par kultūras mantojuma un antīkā mantojuma nodošanu nākotnes paudzēm. Es tāpat esmu līdz sekretāre asociācijai Antīkais nākotne. Mēs uh, veidojam regulāras tikšanās Pēdējā tikšanās bija 8. un 9. jūnijā Sorbonā, un goda atbalstu sniedza citu starp arī Eiropas parlaments. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, cik noti politiskie, ekonomiskie un sociālie uh, ieguvumi ir nākuši no vidusjūras uh, reģiona filozofiskais, juridiskais, lingvistiskais un pat zinātniskais faktori jāpiemina. Es domāju arī par materiālo pusi, arheoloģiskie e, izrakumi un e, kultūras e, pieminekļi. Šis mantojums veido mūsu pilsētu vēsturi. Un es gribētu šeit ierosināt, izveidot tādu tā kā ceļojumu maršrutu ap vidusjūru godinot Eiropu un uh, UNESCO kā uh, lēmējs. Un šajā ceļā vajadzētu iesaistīt uh, mantojumu, kultūras un miera aspekts. Un šādā veidā mēs varētu ne tikai ekonomiski attīstīties, bet arī izstrādāt diplomātisko uh, instrumentu nākotnē. Es gribu teikt paldies uh, par to, ka uzklausījāt mani un uh, būtu priecīga uzklausīt jūsu jautājumus, ja tādi ir, un varbūt, ka strādāsim uh, kopā pie šāda projekta izveidas. Paldies! Merci! Paldies! Nu, tagad noslēgumā. Uh, Mieska Mijailoviča. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, jāsaka, ka viss jau ir pateikts. Es gribētu teikt, ka es esmu ļoti uh, lepna un uh, priecīga. Mūsu sapņi tiešām piepildās. Mēs esam uh, Eiropas parlamenta plenāra sēžu zālē. Mēs diskutējam par Eiropas kultūras uh, mantojumu. Tas tiešām ir sapnis, kas ir piepildījies, bet kā esam nonākuši pie šādas situācijas? Mēs esam kopā sadarbojušies, uh, visu mūsu enerģiju tam devuši, un tas ir vienīgais veids, kā Eiropa var virzīties uz priekšu. Un teikšu tikai to, mums ir nepieciešama sinerģija, partnerība un alianses Eiropā. Un uh, mani draugi jau runāja par uh, 3.3 uh, vēsturisko mantojumu. Uh, 2011. gadā sākām darbu un nevarējām pat iedomāties, ka šeit uh, ar Eiropas parlamentu, svinēsim šo Eiropas mantojumu gadu. Bez Eiropas parlamenta mums nebūtu tas iespējams. Man liekas, ka daži deputāti vēl ir zālē, bet es gribētu teikt, ka kultūra un kultūras mantojums. Uh, par to runās visās politiskajās grupās un visās politiskajās uh, uh, sēdēs, un Eiropa ir spēcīga vienotībā. Bulgārs prezidentūras laikā izmantoja lietošu uh, arī man dzimto valodu, uh, serbu valodu, gribu vienkārši dzirdēt, kā tā skan šajā telpā. Mēs tikko uzklausījām Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē operas uh, āriju, ko dziedāja bērni. Plasido Domingo, viņam ļoti žēl, ka nevarēja būt šodien šeit. Viņš solīja, ka nākamreiz viņš varētu būt arī šeit. Tas tiešām ir sapņa piepildījums, un tas ir tas, kas ko, par ko rakstīs uh, avīzes rīt, mēs dzirdējām operas izpildījumu Eiropas parlamentā. Ja jūs gribat uh, ko vairāk, uh, jūs gribat vairāk dziesmu, vairāk uh, mākslas uh, citās Eiropas institūcijās, tad mēs redzam, ka tas ir iespējams Berlīnas samita laikā, ir iespējams virzīties uz priekšu. Uh, Es uzvilku šādas uh, krāsas žaketi. Lūdzu, ja gribat uh, parakstīt šo dokumentu, nāciet uh, pie manis un parakstiet, jūs man atradīsiet. Un vēl teikšu sekojošo. Darbības laiks ir pienācis, mums jāmaina tonis, stāstītais, ko stāstam par Eiropas nākotni, un mēs varam veidot šo lielo Big Bang uh, sprādzienu par to runāja, ka tas Atēnās bija pirms 5000 gadiem, bet tas ir iespējams ne tikai Atēnās, bet arī Briselē un katrā mūsu Eiropas pilsētā. Mūsu Eiropa ir uh, jāpārveido. Sāksim ar kultūru un mūsu Eiropas kultūras mantojumu. Mulțumesc, mulțumesc și eu Dragas Neskā. Uh... Eh, Paldies. Gudētās Neška. Parlamentā ir arī vēl citi dziedātāji, ne visi gluži labi dzied. Farāžs kungs bieži vien dzied, bet viņš eh, dzied šķībi. Tas bija, tas bija joks. <laughs> ok. Uh, eh, dezbateri? Asta înseamnă că... Labi. Tagad sāksies debates. Jūs varat uzdot īsus, lakoniskus jautājumus. Es vēlētos, lai mēs vismaz varētu atgūt 20 iekavētās minūtes. Lūdzu, vārds zālē. Paldies, man sauc Stefano Bonfo, esmu no Oksfordas ilgspējīgās attīstības uzņēmuma. Es strādāju 50 gadus jau Oksfordā. Mēs pašlaik attīstījam, attīstam kādu programmu, ko es vēlētos apspriest ar profesoru Sketīno par uh, vīdus jūras reģiona kultūras mantojumu. Mēs, ka īstenojam uh, kultūras turisma digitālo eh, viedo modeli. Nu, kas trūkšais konferencēs, tās ir stratēģijas. Jūs runājāt par dažādiem attīstības jautājumiem. Ja jūs neievietojat visu vienā ekosistēmā, ar ļoti labi zināmu realitāti. Nekur tālu mēs netiksim, jo daudz jautājumu vidusjūras reģiona valstīs ir saistīti ar inovāciju un attīstībām, un kultūrai ir jāpalīdz. Arī big data, jaunās tehnoloģijas arī sniegs ļoti daudz priekšrocību šai jaunajā kontekstā ekosistēmā. Mēs attīstam pilotu projektus visās vidusjūras reģiona valstīs Un mēs ar lielāko prieku ar jums vēlētos sadarboties. Paldies! Vrea cineva să răspundă? Paldies, vai kāds vēlas atbildēt? Please. <laughs> Et tout d'abord, euh, je pense que fit... Vispirms, jā, es uzskaitu, ka kultūras turisms var būt veids, kā iemāt mācīties Eiropas vēsturi, vidusjūras vēsturi, kā arī vairāk uzzināt par uh, uh, dažāda veida mantojumu, gan antīko un citu. Manā priekšlikumā akcents nav tik daudz uz vietām, bet tieši uz maršrutu, jo šis maršruts arī veido vēsturi, dara saskanīgu uh, mūsu kopīgo vēsturi un kultūru. Es nezinu, vai atbildēju uz jūsu jautājumu, bet, protams, esmu gatava sniegt vēl vairāk informācijas, ja nepieciešams. Paldies! Uh, Barok? Paldies! Lūdzu! Mani sauc Albana Vokšī, un es vādu parlamentāro komitiju par kultūras jautājumiem Albānijas parlamentā. Kā jūs zināt, tad Albānija ir ļoti maza valsts, bet tai ir unikāls kultūras mantojums. Tur varat atrast eh, grieķu, bizantiešu, modernās Itālijas un citas eh, eh, paliekas mūsu valstī. Un pēc komunisma krišanas budžets kultūras mantojuma uzturēšanai nekad nav bijusi prioritāte. Tātad tas iemesls, kāpēc es gribēju izteikties šodien, ir tas, ka man ir bāžas, bet es gribu arī izteikt aicinājumu. Pirmkārt, uh, um, tad, kad mēs tagad runājam, Nacionālās uh, bibliotēkas pirmais stāvs ir noplūdus un varētu būt tūkstošiem vērtīgu grāmatu, kuras mēs šobrīd zaudējam. Šeit uh, es varu jums parādīt vairākas uh, uh, attēlus uh, ar tiltiem - Hoštovas tilts, Orgotskas tilts. Un uh, klosteris ļoti vecs, 300-400 gadus vecs uh, klosteris Albānijas dienvidos, kas vienkārši izzūd tieši tāpēc, ka netiek pievērsta pietiekama uzmanība no iestāžu puses. Bet šī ēka ir iemesls, kāpēc es gribēju uzstāties. Tas uh, pieder pie Čilkano Italiano, ko uh, būvēja svarīgais slavenais uh, itāļu arhitekts, un uh, 20-30 gadus tas bija Nacionālais teātris, bet uh, Tagad tā ir trešā nedēļa, jau kad simtiem uh, mākslinieku uh, protestē šīs ēkas priekšā, jo valdība izlēma nojaukt šo ēku. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Lūdzu, mums visiem ir žēl, mēs šeit runājam par to. Mēs vēlamies aizsargāt šo ēku, tāpēc ka valdība uh, izlēma to nojaukt. Uh, un šo zemi um, piedāvāt privatizēt. Priekšsēdētājs run, pārtrauc, tas bija ļoti skaidrs, mēs ļoti labi sapratām jūsu aicinājumu. Tātad mans aicinājums būtu, lai būtu vairāk projekti. Priekšsēdētājs pārtrauc šajā konferencē. Mēs nevaram jums atbildēt uz šo jūsu aicinājumu, bet man žēl. Vēl kāds jautājums? Jā, paldies. Liels paldies! Eh, man jums jāpasludina, ka mums eh, ir izdevies iedzīt šīs 20 minūtes. Eh, mums tagad ir jābeidz šīs debates, un es lūdzu nākamā paneļa dalībniekus apsēsties šeit pie galda priekšā. Tačīs.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 Quel bonheur! Nu, cik viss tas ir veiksmīgi! Mesdames, messieurs! Dāmas un kungi, labdien! Lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs turpināsim mūsu ļoti uh, jauko un interesanto darbu. Man sauc Karima Dēlī, esmu transporta un turisma komitejas priekšsēdētāja, esmu visjaunākā komitejas priekšsēdētāja. Un esmu ļoti aizkustināta. Aizkustināta būt šeit jums blakus, tā, tā, tā tiešām ir tāda ļoti īpaša sajūta. Šis apaļais galds par turismu un kultūras tēmām mums ir ļoti nozīmīgs. Es šeit esmu Tajānī kunga vietā, un tā tiešām ir nozīmīga lieta tas ir turisms, ko varam tiešām vēlēties. Vēlēties visām teritorijām, tas veido kohēziju. Tas var tikt īstenots visa gada laikā, visu sezonu laikā. Ļoti daudz un dažādas aktīvas darbības ir iespējams runājot par turismu, varam runāt par gastronomisko turismu. Uh, Mm, dažkārt turisms ir uh, iesaistīts arī ar reliģiskiem notikumiem, tāpat arī uh, turisms ir atmiņu veids. Uh, ko stāsta mums uh, šī vieta, uz kur esam atbraukuši, kāds ir vēst, uh, pagātnes uh, stāstījums. Un tāpat arī skaistums, smarža, ainava, tas viss kopā liek mums cienīt to vietu, ko mēs apmeklējam, jo šodien uh, mainās situācija. Agrāk turisms bija elites turisms, to ne katrs varēja uh, atļauties, bet tagad situācija mainās. Aptuveni 40% no visiem ceļojošiem ir uh, devušies ceļā, lai iepazīties ar uh, kādu kultūras uh, fenomenu. Šī daļa uh, pieaugs nākotnē un nākotnē būs arī dažādi citi izaicinājumi. Mēs saskarsimies ar daudz vairāk ceļotājiem, kas būs no Ķīnas, no Indijas, kuri nepazīst šo turismu, kā tas ir bijis agrāk Eiropā, tas ir bijis vasaras turisms, bet mēs tagad raugamies uz turismu, kas būs visa gada laikā. Un dažkārt turisms saskars ar tādu, nu, uh, sarežģītu uh, sadzīvošanu. Šeit jārunā par uh, mantojuma uh, izpostīšanu, par pilsētu centriem, kur ir pārāk daudz turistu. Dažkārt jārunā par identitātes zaudējumu, par pārlieku uh, turismu, par turismu mārketingu, šādu ekspres turismu, uh, kā to sauc. Un tāpat arī turismu, kas ir ar mazām izmaksām, kas uh, izvēršas pārāk liela masu turismā. Un jāsaka, nu, uh, mēs burtiski tā kā uz vulkāna uh, dejojam, jo, protams, ka ir ļoti cieši saistums starp turismu, vidu un planētu. Tas, kas ir uh, nepieciešams ekonomikai un vietējiem iedzīvotājiem, ir jāizvērtē. Jāsaka, ka turismu un kas saistīts ar kultūru, tam ir liela nākotne. Ja tas ir saistīts ar mūsu vēstures mantojumu, tas mainīsies, mainīsies formas. Arī tādēļ, ka to skar uh, digitālā revolūcija. Tajā pašā laikā digitāla revolūcija atļaus būt radošākiem, sav, uh, savam laikam atba, atbilstošākiem, ļoti mainīgiem, un tas mainīs arī visu turismu. Tiešām ir jāraukās, kādas tad būs rītdienas darba a, vietas šajā turismā. Uber a, parāda mums, ka a, šie a, sektori nav a, pārāk reglamentēti. Varbūt, ka būs Airbnb veida a, nakts mājas visur. Mēs kā likumdevēji mums ir jārākās, lai jaunā ekonomika, kas ir uh, sadarbības vai uh, līdzdalības ekonomika, lai šī jaunā ekonomika tiktu uh, regulēta, jo pat labam ir problēmas. Nepiekrītu tiem, kas domā, ka elites turisms tā ir pagātne, jo mūsu mobilitāte uzlabojas Eiropā. Visas iedzīvotāju kategorijas var ceļot, un tas ir tas, ko Eiropā a, esam a, radījuši, piemēram, a, Pasrail sistēma ļauj jauniešiem ceļot pa visu Eiropu, taču jāraugās arī uz to, lai visiem būtu uh, pieeja. Un tas ir viens liels izaicinājums. Teikšu pāris vārdus vēl par šo tēmu. Rītdienas turisms ir tas, kas atbrīvo mūsu radošumu, kas ļauj mums radīt to, ko esam iedomājušies un nebaidīties no nākotnes. Sakot, jā, agrāk uh, bija labāk. Nē, Tā tas nav. Turisms nākotnē un turismu rīt ļaus mums eh, šo jauno izdzīvot. Līdz ar to esmu eh, ļoti priecīga šī apaļā galda diskusijās iesaistīt ārkārtīgi interesantus runātājus. Sākumā teikšu sekojošo. Es tiešām, tiešām esmu ļoti aizkustināta būt jums blakus, jo radu kungs Mihailāno kungs, viena no jūsu filmām. Tās nosaukums ir koncerts. Tā mani ārkārtīgi aizkustināja, un man liekas, ka tā ir tiešām viena no kulta filmām, un tā ir viena no jaukākajām filmām, ko es vispār esmu dzīvē redzējusi. Līdz ar to man tiešām ir liels gods būt jums šeit blakus. Paldies, paldies, ka esat šeit Eiropas parlamentā šodien un piedalīties šī apaļā galda darbā. Tāpat šajā apaļā galda diskusijā piedalīsies Eiropas parlamenta kolēģis Kristians Ēlers. Un uh, pa kreisi šeit jūs esat līdzreferents uh, Eiropas parlamentā par uh, Eiropas Savienības politikas, uh, politikas saistību ar radošumu un uh, kultūras politiku. Paldies, dārgie kolēģi, ka esat šeit. Uh, panelī. Morgāno kungs, paldies jums! Jūs arī esat Eiropas parlamenta deputāts un tāpat arī strādājat pie šī ziņojuma. Jūs esat to izstrādājuši kopā tieši šis ziņojums par Eiropas kultūru un radošajām rūpniecībām, radošo dabu. Milana Monakungs, jūs esat līdzpriekšstādātais intergrupai, kas darbojas ar Eiropas turisma attīstību, ar kultūras mantojumu. Kas ir intergrupa? Intergrupa ir deputāti, kas kopā ielūdz lietpratējus un uzklaustos, lai likumdošanā tiktu iesaistīts visas dinamiskās tendences, kas ir nepieciešams likumdošanas veidošanai. Klaudiet, tāpanē. Tapardēls kundze, arī līdzpriekšsēdētāji šai intergrupai, un jūs strādājat manā komitejā. Ļoti redzama transporta un turisma komitejas personība. Paldies, ka esat šeit diskusijās. Un vēl uh, viens uh, referents šeit. Mikaela Šoidrovas kundze, jūs esat referente sastādat ziņojumu par uh, solidaritāti Eiropā. Kā to definēt, kas tas ir? Un e, uzdošu arī jums jautājumus par šo jautājumu. Tāpat arī apaļā galda diskusijās iesaistīsies Samarģič uh, Markovič kundze, kur jūs esat? Ā, nē, viņa nav šeit. Ā, nē, šeit, jūs esat šeit. Jā, jūs esat zālē. Bet lūdzu, nāciet šeit. Lūdzu, ja jūs varētu piecelties. Jā, paldies, ka esat šeit. Uh, un vēl Gijom Kienca kungs, Luvras muzeja restaurātors. Jūs stāstīsiet mums, uh, ko ļoti interesantu pagājušais redzējām ārkārtīgi interesantu stāstījumu un uh, video uh, par to pēc tam ļoti daudz tika runāts. Un vēl uh, Harijs Vervejena kungs, kas pārstāv Eiropas uh, fondu, kur jūs esat cienītais kungs. Zālē. Lūdzu, piecelieties, lai mēs jūs redzam. Jā, paldies, paldies, ka esat šeit, paldies, ka piedalāties mūsu sēdē. Un uh, Saimons Little kungs. Uh, interaktīvu software uh, federācijas priekšsēdētājs Eiropā un noslēgumu Luigi Fusco uh, Grants. Jūs esat uh, CUC projektu uh, grupas prezidents. Atvainojiet, vai esam aizmirsusi kādu? Jā. Dimitrios uh, Paternolis, Akropolis uh, muzeja uh, priekšsēdētājs, respektīvi vadītājs. Sirsnīgi jūs sveicu! Dārgie runātāji, došu jums katram uh, laiku, lai jūs varētu uzrunāt klātesošos un sākumā gribētu video vēstījumu uzsaukt. Uh, tā ir digitālās ekonomikas un uh, sabiedrības komisāre. Uh, to ir izrunājis Gabriels Kunds. Lūdzu! Godātais parlamenta priekšstādātāja kungs, godātie deputāti Dams un kungi, es gribu pateikties, ka man ir iespēja vērsties pie jums eh, šī pasākuma ietvaros, kas eh, ir ļoti būtisks šajā Eiropas kultūras mantojuma gadā. Tā mums ir iespēja vēlreiz apliecināt un skaidri raidīt signālu. Proti, eh, ka kultūra nav tikai tāda opcija Kultūra ir viena no pamatvērtībām, lai aizsargātu mūsu liberālo demokrātiju. Un tādējādi mēs varam ne tikai uz ārpusi definēt Eiropas uh, robežas. Kultūra modernajā um, sabiedrībā ir uh, viena no galvenajām vērtībām. No vienas puses ir uh, labāk jāpazīst kultūru, un tas mūs vieno. Uh, un uh, ar kopēju izpratni mēs varam uz šiem jautājumiem raudzīties. No otras puses mums ir jāveicina Eiropas kultūras izplatība, un tādējādi mēs varam praksē iztenot mūsu vērtības un tās izplatīt arī globālā mērogā. Kultūras mantojumam ir universāla vērtība mums visiem, gan kā individiem, gan kā kopienai, gan kā sabiedrībai. Ir svarīgi to nodot tālākajām paaudzēm un to var uzskatīt par uh, statisku bet reāli runājot, eh, tas arī mainās eh, pie tā strādājot. Kultūras mantojums parādās dažādos veidos. Piemēram, taustāmā veidā mūsu pilsētas, mūsu mākslas darbi un nemateriālā veidā, kā mūsu prakses, tradīcijas, literārie darbi, eh, izpausmes un zināšanas. Šobrīd digitālā revolūcija, kas uh, dod mums eh, nebijušas iespējas sabiedrībā eh, likt kultūru mūsu dzīves centrā visiem pilsoņiem. Es gribētu īsi minēt dažus konkrētus projektus kas eh, parāda, kā mēs virzāmies uz priekšējā jautājumā. Pirmā iniciatīva, ko gribētu minēt, ir stratēģija Digital for Culture. Uh, digitālā joma kultūrā. Es esmu pārliecināta, ka digitalizācija ir pozitīvs process, kas var uh, paplašināt pieeju kultūrai un to pacelt jaunā līmenī. Un uh, tas arī ir mūsu uh, stratēģijas pamatā, kas man kā uh, komisārē, kas atbildīgi par uh, digitālo sabiedrību, ir ļoti svarīgi. Mēs balstāmies uz vairākiem svarīgiem principiem, piemēram, demokratizācija kultūras pieejai. Uh, Eh, komercializācija un eh, kultūras mantojuma novērtēšana, treškārt eh, digitālā izplatība, ceturtkārt talantu un prasmju novērtēšana, piekārt pieeja finansējumu un saskārt starptautiskā sabie, sadarbība, lai veicinātu šo Eiropas Savienības maigo varu. Uh, un Eiropas parlamenta iesaist šajā stratēģijā ir ļoti svarīga. Otrā iniciatīva, ko es gribētu jums minēt, ir mūsu atjaunotājs uh, solījums uh, stiprināt uh, audiovizuālo sektoru. Eiropas komisija atbalsta konkurētspēju un arī kulturālo daudzveidību mēdīju jomā ar radošās Eiropas programmu. Mums ir ierobežots budžets, jo īpaši ņemot vērā Brexitu, es tomēr esmu skaidri apņēmusies aizsargāt ambiciozu budžetu audiovizuālajiem sektoram. 1,2 miljārdus eiro gatavojamies investēt no 20. līdz 27. gadam. Komisija no vienas puses atzīst, ka ir īpaša vērtība audiovizuālajiem darbiem. Tas ir kultūras vektors, ko visvairāk izvēlas mūsu uh, Uh, pilsoņi, un no otras puses tas ir arī investīcijas uh, tādā izcilā sektorā. Trešā iniciatīva, kur satiekas uh, digitālie ceļi un mantojums, tas ir tas, par ko runāja Berlīnē šā gada janvārī. Šis projekts ļauj māksliniekiem sasniegt vislielāko auditoriju uh, tas uh, rada viņu darbu lielāku redzamību un tādējādi uh, tie tiek novērtēti. Mūsu ideja ir vienkārša, un tur būs divi posmi. Pirmais posms būs uh, izstrādāt profesionāļu datu bāzi. Tur būs izplatīšanas raksturlieluma, kā varētu filmas izplatīt, un tur visi sadarbosies pēc iespējas drīzāk panākot rezultātu šajā posmā. Uh, līdz 2019. gadam, un otrs projekta posms būs eh, paplašināt eh, datu bāzi un tajā saturēto informāciju, lai to varētu izmantot visi pilsoņi, piemēram, lai piedāvātu legālu filmu piedāvājumu tiešsaistē. Un ceturtā iniciatīva ir arī ļoti svarīga. Es atgādinu Eiropijāna platformu, kas ir vienīgais tiešsaistes uh, rīks platforma, kas eh, ļauj piekļūt vairāk kā 51 miljonam eh, mākslas darbu, un eh, tajā ir iesaistījušās 3300 kultūras iestādes no visas Eiropas. Tas tādējādi ļauj piekļūt Eiropas kultūras mantojumam. Un papildus šīm iniciatīvām es gribētu izmantot šo iespēju, lai atgādinātu, ka sarunas par autortiesībām un to noslēgšanu ir ļoti svarīga gan pašiem autoriem, gan uh, Eh, radošumam kopumā digitālajā jomā. Dāmas un kungi, eh, man šajā video ziņā ir jāizsakās īsi, bet es gribu vēlreiz apliecināt, ka es esmu gatava atbalstīt jaunu digitālo pakalpojumu izstrādi, kas būtu pieejami un eh, um, efektīvi, lai kultūrai varētu piekļūt pēc iespējas vairāk pilsoņu. Un digitālā transformācija uh, ir eh, galvenokārt vērst uz pilsoņiem. Paldies par jūsu uzmanību un eh, vēlu jums auglīgas diskusijas. Paldies! Merci à notre. Paldies eh, mūsu komisārai par šo vēstījumu un uzreiz sāksim uzklausīt mūsu viesus. Uzreiz došu jums vārdu. Mihālijānu kungs. Jā, tā to franciski izrunā. Un romāniski Mihēlānu. Jā, ļoti melodisks uzvārds jums ir. Jūs esat uh, scenārists un režisors, jūs esat dzēnieks, uh, jūs esat arī sarakstījis uh, uh, dzējas krājumu. Jā, tas ir ļoti sen, vairāk kā 30 gadi ir pagājuši. Jūs esat bijis vairāku žūriju vadītājs arī uh, Krievijas uh, filmu festivāla žūrijas vadītājs un uh, pilnmetrāžas uh, eh, mākslas filmu um, konkursu vadītājs un arī mūsu Luks balvas žūrijas vadītājs šeit Eiropas parlamentā esat bijis. Jūs uzklausījāt komisārs teikto, jūs esat režisors. Un uh, Kā tad eh, ar Eiropas kīno starpniecību mēs varam uzsvērt Eiropas vērtības? Es eh, to piedzīvoju dien dienā. Eh, jā, es runāju arī par šo jūsu lielisko filmu, koncerts. Kā jūs savā mākslā atsaucaties uz kultūras mantojumu, uz Eiropas kultūru? Dod jums vārdu. Jā, paldies. Es vadu arī asociāciju, kas uh, apvieno arī lielākos uh, Francijas, ne tikai Francijas, Eiropas režisors asociāciju nosaukumu ARP. Tādēļ esmu arī šeit pārstāvot šo ARP asociāciju. Paldies par man doto vārdu. Vispirms es vēlos pateikties visiem uh, parlamentāriešiem un arī Eiropas parlamenta prezidentam Tajānī ne tikai par šīs dienas konferences organizēšanu. Tā ir ļoti svarīga, gan ņemot vērā arī Eiropas kontekstu un politisko kontekstu, kas ir drīzāk satraucoši. Es ceru, kā ar izglītību un kultūras starpniecību mums izdosies nedaudz samazināt populismu un tās bailes, kas tagad pārņem Eiropas. Pateicos parlamentam, nekad neaizmirsīšu, ka mums palīdzējāt arī. Jo, uzvarēt izšķirošās cīņās. Nesen arī direktīva ir pieņemta par uh, autortiesībām. Ceļš vēl, protams, nav noslēdzies, bet nu vismaz ejam pa to. Tas tā neizskatījās nemaz vēl laiku atpakaļ. Tad paldies arī pār SMA direktīvu šī cīņu, ko esam uzvarējuši. Un tas, ko mēs saucam par Eiropas kultūras daudzveidību, un neaizmirsīšu arī vēl vienu ļoti sarežģītu cīņu 2013. gadā, kur gandrīz zaudējām uh, kultūras e, šo izņēmumu likumu, kas ļoti aizsargā Eiropu un aizsargā Eiropas kultūras identitāti. Liels paldies Eiropas parlamentām, tieši Eiropas parlaments kopā ar mums visiem Eiropas autoriem piedalījās cīņā un atgriezīšos arī pie šīs Eiropas e, Izcelības izņēmuma tieši arī šīs regulas e, pamats ir tas, kas mūs aizsargā un kas varēs nodrošināt arī rītdienas uh, um, mantojuma daudzveidību. Tad jautājums, kāds, nu, kādas ir šodien lielākie izaicinājumi, ne tikai politikas izaicinājumi, par ko runāju, bet tieši par daudzveidību gribu runāt, ne tikai par kultūras daudzveidību. Daudzveidība. Ir galvenokārt saistīta ar domas daudzveidību, vai Eiropa kā vienmēr ir gatava iestāties par domu daudzveidību, domas, kas ir uh, demokrātijas radītājs un līdzsvara radītājs šīs dienas kontekstā, kur ir divi parametri, kas uh, uzdod jautājumus. Uh, uh, šis digitālā vide, par ko esam ļoti apmierināti, tas ir arī milzīgs uh, milzīga priekšrocība, kā mēs varam piekļūt dažādiem darbiem. No vienas puses tā tad ir politiskais konteksts, un no otras puses, ka šajā digitālajā vidē ir arī lielie digitāli, lielās digitālās kompānijas, tad, eh, nu, uzrodas jautājums, kas ir autortiesības un kādēļ mēs aizstāvam autortiesības iepretim tam, ko mēs saucam par copyright. Kad Volters Bomārs šē izgudroja autortiesības, tas bija tādēļ, lai domas varētu atbrīvoties no visvarano kontrolas. Tas notika divus, trīs gadsimtus atpakaļ, un tolaik arī varenie bija visai varēni. Tie bija reģionāli, nacionāli. Šodien mēs runājam jau par globāliem vareniem spēlētājiem. Būtu ļoti bīstami neiestāties par autortiesībām, un īpaši par atalgojumu tiesībām. Uh, kas aizstāv autoru tiesības un autoru iespējas domāt atšķirīgi no varenajiem, no lielajiem, redzot arī lielās grupas audiovizuālajā jomā Amazon, Netflix, Disney, Fox un rītdien būs arī ķīniešu kompānijas. Uh, un no nu, kuriem palīdz daudz algoritmus, tad viņi arī mēģina uzspiest autoriem to, ko um, pēdiņās prasa tirgus, tādējā tiek apdraudēta daudzveidība. Tādēļ uzskaitu, ka tas ir ļoti svarīgi un pateicos jums, ka jūs aizstāvat šo Eiropas jēdzienu, Eiropas ideju tieši ar šo ieroci mēs uzvarēsim audiovizuālajā jomā. Šī ir ārkārtīgi liela cīņa. Uh, kas ir jāizteno izglītības starpniecību. Jaunieši šodien uh, ļoti informēti audiovizuālajā jomā. Man patīk uh, literatūra, mākslas, glezniecība, dažādi kultūras kompozanti, bet, diemžēl, tieši audiovizuālajā jomā nozarei tā pārņēma jauniešus tieši un ir ļoti svarīgi, lai audiovizuālā nozare būtu daudzveidīga, lai nodrošinātu demokrātiju, vienlīdzību, lai veicinātu mīlestību, saticību un nevis uh, veicināt pretējo. Tad kā mēs varam izmantot šos digitālās vīdes uh, priekšrocības, nu, regulējums. Par to bieži runājam, bieži vien regulējums biedē, liekas, ka regulējums ierobežo brīvību, bet tas tā nav. Regulējums, ja tas ir labi izdomāts, labi izstrādāts, ir pareizais līdzsvars, tad o, visi ir ieguvēji. Mēs zinām, ka lieliem digitālajām kompānijām ir nepieciešams tirgus, viņiem ir nepieciešams skatītāji un mūsu nauda. Mēs neesam noslēgti šiem lielajiem, šīm lielajām kompānijām, lai viņi ierodas mūsu tirgu, lai viņi izmanto arī mūsu izglītoto, izglītoto sabiedrību, ko esam izglītojuši gadsimtiem ilgi. Tirgus ir atvērts, bet ir jābūt arī apusējībai. Jūs varat piekļūt mūsu tirgumu, bet ar nosacījumu, ka jūs sniedzat savu ieguldījumu šīs šīs dienas un rītdienas mantojumam. Jūs vienkārši nevarat nākt šeit kā um, uzbrucējs un um, jābūt šeit um, sadarbības garā. Arī šī SMA direktīva, kas nosaka 30 procentus arī Eiropas darbu uh, katrā no izplatītājiem. Es domāju, ka šim skait, tam ir jābūt lielākam, slieksnim jābūt augstākam, ir jāparedz arī investējums, līdzfinansējums, lai atbalstītu autors katrā Eiropas valstī. Kā teica Žans Mišels Žārs, ir arī jābūt uzmanīgiem runājot par vērtību transferu. Uh, Mēs redzam, ka lielāk šī kultūras uh, izplatītāji ir lielās kompānijas, kas vēršas pie abonementiem un saka, ka abonējieties pie mums, tas ir lētāk, bet nu, mēs redzam uh, uh, 30 gadus atpakaļ. Uh, Ko tas nozīmē šī lētā abonēšana? Tas nogalina uh, tas nogalina arī cilvēkus, Un arī lauksaimniecībā mēs to redzējām. Un tad, eh, tad, tad šī lauksaimniecība, kas iznīcināja zemes un eh, pārtiku, nevajadzētu, lai tas pats notiktu audiovizuālajā nozarē, ir jāatrod tātad arī šī līdzsvers starp lielo izplatīšanu, masveidu izplatīšanu un tā saucamo biokultūru, tāpat kā biolauksaimniecība. Tātad vērtībā ir, eh, vērtībām ir jābūt centrā. Uh, tieši saturam jāatspoguļo šīs vērtības, arī likumdošanā tas būtu jāatrunā, kā tad arī um, autori darbi netiktu iztirgoti tikai lētuma vārdā un lai ieguvēji nebūtu tikai jo, um, lielās firmas pievērš uzmanību vēl vienam fenomenam, kas var arī bremzēt kultūras pieejamību visiem, it sevišķi masturīgajiem, piemēram, ir tāds risks, ka uh, Um, Godārs nākotnē būs tikai Netflixā, un tur viņš paliks uz mūžīgiem laikiem. Morsens vēls Amazonā, Trifo atkal pie kāda cita. Līdz ar to um, jaunieši, kuri nevar abonamē, abonēt pilnīgi visus šos kanālus, um, kā viņam tiek liekta pieeja, Piln, daudzveidīgai kultūrai ir jādomā par tādu kultūru, uh, lai autori darbi, režisori netiktu uz mūžīgiem laikiem ieslūdzīti tikai pie viena izplatītāja. Un noslēgumā gribu pateikties komisārē Marijai Gabrielai par iniciatīvu. Arī mēs šeit daudz e, strādājam, te runāju arī par asociāciju un kino režisoriem, te mēs gribam izstrādāt Eiropas darbu meklētāju uh, Šis ir lielākais katalogs pasaulē. Mēs zinām, ka pašlaik notiek uh, futbola uh, pasaules kaus. Mēs mākam aizsargāties, bet nemākam uzbrukt. To māk ļoti labi amerikāņi, jo viņi vien ir pie mums, bet mēs neesam pie viņiem. Nu, tādēļ ar šo liel, lielisko internetu un tehnoloģiem, kas ir mūsu rīcībā, mēs varam izveidot meklētāju, kur varētu atrast visus Eiropas. Um, autoru darbus, jo mums šeit Eiropā ir ģēniji, mēs arī veicinām daudzveidību, mēs esam vienīgie, vienīgie, mēs esam eiropieši, kas, uh, kuriem ir tiesības pār Āzijas, Dienvidamerikas, Āfrikas un pat dažu Ziemeļamerikas. Uh, uh, tad darbu šīs tiesības mūsu rīcībā mēs pietiekami to neizmantojam. Tādējādi ir nepieciešams šis meklētājs, un tad arī ir jābūt uh, Um, arī šiem video pēc pieprasījuma, lai varētu visu redzēt visā pasaulē. Ir lieli Eiropas šedevri un viņi gūst balvas lielos festivālos, bet um, Tikai 40 valstīs šie šedevri tiek izplatīti. Ļoti svarīgi, lai visas pasaules valstis varētu arī piekļūt šiem darbiem, un arī te nedaudz jāpakaitina mūsu amerikāņu draugi. Jā, viņi nosūta mums daudz filmu, daudz, daudz no filmām ir šedevri, bet arī mums ir jābūt iespējai, kapacitātei, tehnoloģiski arī nosūtīt viņiem mūsu radīto. Paldies! Merci beaucoup. Paldies. Paldies par uh, jūsu priekšlikumu. Ir ļoti ietekmīgi jūsu vārdi. Tie ir vārdi, kas jums ir raksturīgi, šis apusējums, un tā ir pasaule, kurā mēs mainamies, nav pārāk lieli, kas vienmēr izskauž uh, mazos. Uh, Autortiesības ļauj uh, dzīvot māksliniekiem, un es domāju, ka tas ir tas princips, uh, kas ir nozīmīgs. Tas, ka mākslinieku darbs ir um, bez atlīdzības, nu, tas princips vienkārši arī nav īstenojams. Būt uh, bez samaksas ir tā, ka uh, ies, iet pašam cietumā, un uh, samaksa ir atbrīvošanās, uh, būt cienīgi. Uh, turpināt darbu. Priekšstādāja turpina. Jā, pēc iespējas vairāk plašāku pieejamību radīt. Un dažkārt tas, ko jūs sakat, tas ir tas, ko mēs arī Eiropas līmenī saprotam. Visi e, šie līdzekļi, e, kas tiek izmantoti e, jūsu, piemēram, filmu un citu mākslas darbu veidā, lai kļūtu par īsteniem Eiropas līmenī pilsoņiem. Un es gribu teikt paldies, tiešām jūsu teiktie vārdi ir tādi ārkārtīgi spēcīgi, tie izskan no Eiropas parlamenta tribīnas. Gribu teikt paldies, paldies, jūs runājat par turismu un atgādināšu, ka skaistākais ceļojums, kāds manā dzīvē ir bijis, ir ceļot pāri subjektīvam citu viedoklim. Un tas ir dzinējspēks spēja ceļot kultūrā un iedomātajā pasaulē. Domāju, ka vēlreiz varam aplaudēt, jo šie vārdi ir ļoti spēcīgi un tiešām aizkustina mūs kā eiropiešus. Un tas ir arī tas, kas ir parlaments. Tā ir to principu aizstāvēšana, kurus vienkārši neizpārdod par lētu naudu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Paldies! Un uzreiz nākamais runātājs būs Ēlerkungs. Thank you. Un pasavu, monsieur. Ellerkungs, lūdzu. Jūs uh, esat Eiropas parlamenta referents, raksta ziņojumu par uh, Eiropas uh, kultūras un radošu uh, rūpniecības sektoru. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Dāmas un kungi, sākumā gribu teikt uh, paldies, paldies, ka esat šeit zālē. Uh, Taču nu, tas ir saistīts ar to, ka jūs sākat iesaistīties arī vai tuvojoties politiskiem jautājumiem šajās diskusijās. Un es gribēju kopā ar kolēģiem no uh, kultūras komitejas, pro, proti Morgano kungu, padomāt par šo sektora komerciālo dimensiju. Un lūdzu, saprotiet mani pareizi. Šodien parlaments parādīja, ka mēs varam augsti C, uh, vērtēt un ka mums ir šī uh, tiešām dziļā uh, saite, varbūt tā neliekas tik ļoti redzama šeit šajā uh, telpā, bet mēs ļoti augsti vērtējam to, ko jūs darat, un arī šo nekomerciālo kultūras mantojumu sadaļu. Tas ir ļoti nozīmīgi izcelt tā uh, daļu. Bet nu, tas nā, tā nav pretruna uh, redzēt arī komerciālo daļu. Uh, Kultūras mantojums ir arī kultūras rūpniecības sadaļa, un tā ir uh, rūpniecības daļa, kas nodarbina 2,5 reizes vairāk uh, šajā sektorā nekā automobiļu vai ķīmiskā uh, rūpniecība, un tā nav pretruna uh, starp kultūru un komerc dimensiju. Atgriežoties pie tā, uh, ko Merliāno Mihālijāno kungs teica, ja jūs ierakstat Google meklētājā šodien, uh, Financial Time rakstu, kas ir šodien publicēts, tad Googlam ir uh, daļa, uh, kas tiek uh, radīta atšķirībā no Twinsika meklētāja. Google ir sapratis šo atšķirību un ne pārāk bieži to redz uh, politiķi. Man liekas, ka tas ir. Uh, ļoti bēdīgi politiski, nu tas uh, parāda to, ka veidojas jaunas alianses starp uh, tīkla lobbyistiem un lielām platformām. Jo, jo šis raksts tiek tam izmantots. Un uh, tas, kā jūs uh, uzsvērāt, dar, ja tas tā turpināsies, tad tā, tās ir, nu, teiksim, radošās uh, darbības un kultūras uh, dimensijas uh, izsīkums. Uh, Un tas ir kombinēts savā starpā, līdz ar to ir ļoti eh, skaidri jāsaprot, ka man, kultūras mantojums veicina eh, ekonomiku, veicina kultūras un radošās eh, sektorus. Tas liek mums domāt arī par kohēziju Eiropā. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar ļoti daudzām un dažādām daļām, bet neaizmirsīsim, ka tam ir komerc dimensija, un par to ir jāmācās, un iemesls, kādēļ parlaments pirmo reizi kultūras komiteja un rūpniecības komiteja. Tās parasti nav komitejas, kas daudz ko zina, kā vienu uh, un otru strādā, bet pirmo reizi uh, mēs kopā aicinām uh, komisiju Brase, uh, Briselē izstrādāt uh, skaidru stratēģiju. Kultūra, un radošā rūpniecība. Un man liekas, ka mēs esam sākuma punktā, bet nu, tas ir ļoti būtisks uh, punkts politiskām diskusijām Br Briselē. Un mums ir nepieciešams uh, no jaunajām pētniecības programmām mācīties, mums nepieciešams uh, jaunais uh, vākotnes kultūras uh, jautājumiem, ne tikai uh, subsīdijas jautājumu jaunām filmām. Šo dimensiju arī uh, jāuzsver. Tas ir tas jautājums, un šī ir tā, tas sektors, kurā strādā visvairāk jaunu cilvēku, ne citas rūpniecības, bet statistikas dati rāda, ka šeit strādā visvairāk jaunu cilvēku, un šis skaits aizvien uh, pieaug. Tas varētu būt atslēgas sektors reindustrializācijas. Mēs vienmēr skatāmies uz uh, tērauda un citām rūpniecībām, bet ja digitālais uh, potenciāls tiek saistīts ar radošumu, tad tas ir atslēgas vārds Eiropas globālai attīstībai. Varbūt, ka to var vērtēt kā luksuspreci, bet soma, kas ir ražota uh, Ziemeļa Itālijā vai Francijā, un kādēļ tā tik augsti tiek uh, vērtēta Āzijā vai Ķīnā, tas ir ne tikai stils, bet individuālisms, kāds ir Eiropas kultūrai pieminošs un kas liekas tik ļoti pievilcīgs. Uh, šiem tāliem patērētājiem. Mums tas ir jāsaprot un arī jāpārveido. Jo visā citādi tā ir tāda upura morālā, uh, mo morālais pārākums. Vai mēs pārdosim sevi uh, Googlam, neko nedarīsim, lai uh, radītu pētniecību uh, Eiropas programmās? Nē, mums tas ir jāmaina un mēs to mainīsim. Mums ir jāraugās, kā mēs uh, atradīsim šo mantojuma uh, mākoni, kā uh, ir savienojama pētniecība un kultūra. Mums jāraugās, kā mēs varam kohēzijas fondos rast kultūras sadaļu. Mēs esam domājuši šauri, bet tagad mums ir sabiedrietie, jo mēs redzam potenciālu un mēs redzam arī apdraudējumu. Un esmu īpaši gandarīts par to, ka šodien tie, kas ir radoši cilvēki, šodien cīnījās par to. Nu, nevajag novērtēt par zemu to, ko uh, Google un citas platformas absorbē. E, visu, ko tas domā un ko tas nozīmē Eiropas perspektīvai un ko tas nozīmē arī radošajam potenciālam un daudzveidībai Eiropā. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Paldies par kolēģi jūs teikto. Man ir ļoti žēl, bet attiecībā uz nākamajiem runātājiem, tā kā mēs esam ļoti, ļoti iekavējušies, es sākšu uzraudzīt jūsu runas laiku divas minūtes katram runātājam, un bez tam es, bez, pēc tam es pārtraukšu jūsu mikrofonu skaņu. Luigi Morgano kungs, divas minūtes, lūdzu. Gentili kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti un viesi ļoti daudz jau ir pateikts. Runāšu par to, kādēļ ir svarīgi atbalstīt, veicināt Eiropas mantojumu. Atkārtoju, atbalstīt, stiprināt šo mantojumu, jo Eiropa, kas rada, rada vērtību, pauž savu, pauž savu specifiku un dvēseli. Ļoti svarīgi saglabāt, atbalstīt Eiropas kultūrālo mantojumu, jo tas ir svarīgais. Uh, E, svarīgā augsne, kur rodas kreativitātes e, saknes, fantāzijas, emocijas e, un kur veidojas kultūras kreatīvā industrija. Tādējādi tilts starp kultūru, mākslu un tehnoloģiju un ekonomiku ļoti svarīgs. Un teidu šīs duālās vērtības. Ko es tad vēl varu pateikt, ņemot vērā, ka man ir ļoti maz laika lai izteiktos Eiropai, ir jāpieņem īsta kultūras industriālā stratēģija ilgtermiņā, lai ņemtu vērā esošos nosacījumus, piekļuvi kredītam, kas ir e, ļoti problemātisks punkts, un arī tas, ko sauc par value gap, šo vērtību atšķirību, jā, cīnās pret pirātismu, pret kontrabandu. Arī Eiropā ir jāpieņem moderna autortiesību regulējums. Nu, šī ir iespēja to darīt, jo nu, tagad ir uh, jaunais daudzgadu uh, finanšu plāns, šī daudzgadu finanšu schēma no 20. 27. gada, tad arī kreatīvā Eiropa un būs arī jaunais Eiropas apvārsnes programma. Šajās dienās arī tagad ir uzsāks likumdošanas darbs. Uh, Jāteic, ka tiešām šīs ir ļoti daudz dažādas iespējas, ko vajadzētu izmantot. Daudz tiek prasīts no kultūras, daudz tiek runāts par kultūras mantojumu, nu, piemēram, iekļaujošā drošā sabiedrība ir viena no programmām kas e, arī tiks atbalstīti jaunajā dienas gadu finanšu schēmā. Te jāparedz nepieciešamie finanšu resursi, lai to labi varētu īstenot. Es to saku arī tādēļ, ka ir arī jāveicina jauna uh, izteiksmes valoda un tehnoloģijas ir jāģenerē jaunā kultūra, ne tikai jāsaglabā vecā. Šeit runā par hologrāfiju, par tehnoloģiju, internetu izmantošanu. Tad arī šeit ir nepieciešama iekļaujoša droša Eiropa, bet arī arī daudz izglītotāka un radošāka Eiropa. Es domāju, ka visi esam viensprāts par to, ka esam paši radikāli jaunās pieejas sākumā, kas būs izšķiroši svarīgs mūsu kopīgai nākotnē. Liels jums paldies! Iekļaujoša kreatīva Eiropa, kas būtu arī atbilstīga laikmeta garam tie ir skaisti vārdi. Ne tikai ir par to jārunā, ir arī jārīkojas. Un tagad Francis Molenkungs. Jā, kā jau mēs zinām, Eiropa ir milzīga um, Eiropas kultūras kapacitāte. Ir jau viduslaikiem attīstījušies dažādas kultūras izpausmes, tehnoloģijas, arī cik svarīgi bijis kristietība un saistība arī ar citām ietekmēm ārpus Eiropas. Eh, tas ir bagātinājis mākslas uh, dzīvi. Nav bijusi, manuprāt, tik dinamiska civilizācija kā šeit Eiropā. Kādēļ? Tādēļ, ka esam arī pārvarējuši nacionālās robežas, apvienojis dažādas Eiropas uh, stilus. Gan drīz pusē no UNESCO kultūras mantojuma pieminekļiem atrodas Eiropā. Šis ir ekonomiskais panelis. Gribētu norādīt uz to, cik kultūras uh, mantojums ir ļoti svarīgs tieši no estētiskās arī mm, aspekta. Tas ir arī ļoti svarīgs turisma veicināšanas elements. Kultūras mantojums spēlē ļoti svarīgu loma turisma attīstībā, un turisms veicina ekonomiku. Arī lauku teritoriju attīstību, kur atrodas, piemēram, kādas pīlis, arhitektūras mantojums, kas var kļūt par svarīgu ekonomisko faktoru. te arī svarīgi strādāt pie šo arhitektūras sēku renovāciju, jo šis ir ārkārtīgi liels potenciāls darba vietu radīšanai, arī digitalizācijai ir milzīgi potenciāli iespējas, lai Eiropēāna, piemēram, un citas uh, programmas. Un tad arī vēlos runāt par to, ka kultūras mantojums spēlē svarīgu lomu ide, Eiropas identitātes veidošanā un saglabāšanā. Tas ir ļoti aktuāli arī populismā laikā, anti-eiropeisko noskaņu laikā. Nu, kultūras mantojums ir vislielākā un ciešākā saikne starp mums visiem eiropiešiem. Tas ir ļoti būtiski uz to norādīt. Tad arī uh, Institūcijām jādara viss, lai saglabātu kultūras mantojumu. Uzskatu, kā ne tikai valstīm, reģioniem, pašpārvaldēm, pilsoniskajai sabiedrībai tas ir jādara Eiropas institūcijām. Manuprāt, arī šajā rīcības plāna programmā, kas tiks apstrunāta gada beigās, lai būtu arī īpašā līnija eh, specifiskam eh, finanšu avotiem, kas tiktu atvēlēti kultūras uh, pieminekļu saglabāšanai, un šeit uh, Eiropas uh, institūcijām ir jāspēlē savu loma. Paldies! Paldies! Avec un, un focus bien. Paldies, jūs īpaši pievērsāties turismam. Paldies par to, ko jūs teicāt. Tarpadēls kundze, lūdzu jums vārds divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, gribētu uh, īpaši uzsvērts to, ka pirmo reizi uzstājos uh, plenārsēžu zālē un pirmo reizi uh, rumāņu valodā šeit šajā uh, ietvarā runāju, tādēļ es gribētu uzsvērt rumāņu kultūras nozīmīgumu. Paldies kolēģiem, kas runāja par Eiropas turismu un tā spēku. Šeit ir vairāk nekā 140 deputāti no visām uh, dalību valstīm no visām politiskajām grupām, un četru pēdējo gadu laikā mēs esam darījuši visu, lai veicinātu turisma un kultūras turisma attīstību. Tas ir saistīts ar kultūras mantojuma aizsardzību. Uh, Kultūras turisms nepastāvēs, ja mēs neattīstīsim visu šo sektoru. Un mūsu pienākums ir, pateicoties tiem projektiem, ko mēs finansējam un attīstam, vērsta mūsu vadītāju dalību valstu uh, uzmanību uz to, ka ir nepieciešams ietvers, ir nepieciešami projekti, uh, kas ir saistīti ar kultūras mantojumu un uh, atbilstošu finansējums. Visādi citādi šis mantojums, kas ir tik ļoti dažāds, daudzveidīgs un mūsu identitātei nozīmīgs, tas zudīs. Mūsu vēsturiskais mantojums ir nepieciešams mūsu ekonomikai. Ir turistiskās zonas, kas ir piesātinātas un arī ir risinājumi tam. Eiropas Savienībā ir milzīgs turismu potenciāls un šie interesantie objekti nav tikai Parīzē, Milānā, Barcelonā vai Venecijā, bet arī citur. Un mūsu politiķu uzdevums ir iedrošināt turistus Eiropā un ne tikai doties uz šiem dažādajiem interesantajiem reģioniem, kurā ir kultūrvēsturiskais mantojums. Un vēl viens aspekts Pat um, satrāk esmu par to, ka turisms un kultūras mantojums ir tas uh, balstās subsidaritātei, uz, par ko ir atbilstīgas dalību valstis. Bet kultūra un kultūras mantojums dod tik ļoti daudz Eiropai, ka tas ir mūsu pienākums šādus pasākumus veidot un runāt par uh, Eiropas uh, budžetējumu. Ir nepieciešama stratēģija. Uh, Esmu pārliecināta, ka to spēsim, jo transporta un turisma komitejas priekšsēdētāji un mani kolēģi, kas strādā kultūras uh, sektorā, strādā kopā, un tas bija ļoti nozīmīgi pateikt visu to, lai veicinātu mūsu kultūras mantojumu. Paldies! Paldies Tapārdelas kundzei! Turisms un uh, kultūras mantojums uh, ir nepieciešama patiesa Eiropas uh, politika ar atbilstošu finansējumu. Tam nav jāpaliek tikai valstu uh, uzdevumos. Nākamā runātāja Šoidrovas kundze uh, divas minūtes. Paldies, dārgie kolēģi! Ļoti augstu vērtēju to, ka esat šeit zālē palikuši un vēlties uzklausīt mūsu pieredzi. Esmu ļoti uh, gandarīta par iespēju uzstāties, esmu kult uh, komitejas. Uh, deputāti, mēs inicējam šo Eiropas kultūras mantojuma gadu. Es arī strādāju pie ziņojumiem par brīvprātīgajiem projektiem kultūras ziņā 2000, pēc 2020. gada, un kultūra ļoti nozīmīga joma visā šajā sektorā. Tie ir ļoti nozīmīgi, lai jaunieši pievērstos šiem interesantajiem jautājumiem. Uh, Un visā šajā iesaistes un starptautiskajos procesos jaunieši iesaistāts un Eiropas solidaritāte attīstās par spēku. Mēs runājam šeit par darba vietām, par darba vietu izveidu. Tāpat arī brīvprātīgo darbs ir ļoti nozīmīgs. Mēs domājam, ka tas būs ļoti nozīmīgs projekts. Un, protams, ir iespēja at attīstīt jaunas eh, jomas, jaunas iespējas, eh, jaunus eh, sektors un runāt par Eiropas sabiedrību kopumā. Tādēļ aicinu vienkāršot programmu administrēšanu. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai programmas būtu pieejamākas un saprotamākas. Esmu ļoti gandarīga, ka Eiropas kultūras mantojuma koncepts ir uh, tieši uz jauniešiem vērsts. Esmu pārliecināta, ka viss mūsu uh, kontinents uh, attīstīsies un gūs labumu no tā. Tādēļ atgādināšu uh, uh, Jana Paula otrā vārdus, ko viņš uh, pēc uh, dzels. Uh, uh, Priekškara sabrukšanas teica, ka Eiropa uh, tā meklēja Eiro, savu identitāti, uh, kas bija uh, aiz uh, dažu priekškaru, un tā tagad uh, atklāja sevi kā kultūras um, kontinentu, kam ir 2000 gadu vēsture. Dāmas un kungi, šādas ļoti dziļas domas šodien ir vēl vairāk aktuālas nekā jebkad. Mēs varam teikt, ka mums ir cerības atjaunot Eiropu, un mēs tiešām varam glābt Eiropu, kā Fjodors Dostojevskis cerēja, ka skaistums glābs Eiropu. Mēs varam būt vienoti mūsu daudzveidībā un kultūras dažādībā ļoti daudz dažādu pasākumu notiek Eiropas kultūra mantojuma gadā. Esmu uh, lepna un gribu aicināt eh, jūs eh, piedalīties eh, septembrī 2018. gadā Čehijas Republikā. Notiks izstāde Čehijas Republikā, Polijā un Ungārijā. Šī izstāde Eiropas projekts tiks rādīts notiks uh, Kromješiš manā dzimtajā uh, pilsētā uh, pavadošas konferences, un es ceru, ka šāds projekts uh, būs uh, kā palīdzība ne tikai jauniem cilvēkiem, bet Eiropai atklāt sevi atkal kā Eiropas kontinentu, kā to arī uh, pāvests uh, Žans Pāla. Jans Pāvils II teica, un darbie kolēģi, Mihailānu kungam teikšu. Jūs aicinājāt a, aizstāvēt autortiesības, aizstāvēt a, autors, kas rada mākslas darbus. Es domāju, ka mums tas jādara rakstnieku, mākslinieku, žurnālistu, autortiesības, mums ir jāaizstāv viņu tiesības. Protams, kā jau vienmēr, likumdošanas darbā mums a, jāatrod a, sabalansēta situācija starp brīvību, interneta brīvība, viedokļu brīvība un autortiesības. Starp tām ir jā, jāatrod sabalansēta situācija, un mūsu uzdevums ir uh, pie tā strādāt. Tā tad autortiesības un internetu brīvība. Jā, tam jārod ir sabalansēts risinājums, un es esmu pārliecināta, ka to spēsim. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, mēs turpināsim. Nākamais runātājs Gijoms Kincekungs. Jūs esat Luvras muzeja restaurātors. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uzstāšos uh, Gan kā profesionāls, kā jau jūs teicāt, es strādāju Luvras muzejā un esmu restaurātors un arī privāti. Mēs esam Chateau de Dampierre vienā no Francijas reģioniem iegādājušies un taisamies pārveidot tā, to par kultūras mantājumu saglabāšanas vietu. Tātad, nu, gan startautiska, gan arī tāda vietēja pieredze man ir, un līdz ar to es tiešām varu runāt par to, kas ir kultūras mantojums. Gribēju runāt iepriekšējā panelī, taču man likās, ka tas ir nu pārāk ērti salīdzināt ar to, ko gribēju teikt, jo runāt, jo nesaglabāt mantojumu, nu, tas tiešām ir tāds tā kā grēks. Taču tas, šis viss sektors neeksistē pats par sevi. Tam ir sociāla uh, dimensija un profesionāla. Un šis trešais uh, apaļais uh, tirps, inovācija un ekonomiskais potenciāls, tam gribētu pievienot arī uh, sociālo liederību. Tātad jārunā ne tikai par tehnoloģisko pieeju un zinātību, kādēļ uh, to darīt, lai pilsoņus iesaistītu, lai parādītu, kas ir šis mantojums. Šis mantojums nav uh, tikai tāds laika norises uh, nogrieznis, tas ļauj mums izprat uh, vēsturi. Es uh, gatavoju izstādi par El Greco, tā uh, būs Parīzē nākamgad. Protams, ka El Greco ir pagātnes mākslinieks, bet viņš uh, dzima Krētā, mācījās Venecijā, devās uz Romu, pēc tam devās uz Spāniju, jo meklēja darbu. Praktiski tas ir migrants. Mums atkal ir jāatzīst tas un jāredz, kā mēs strādājam. Tagad atgriezīšos pie tās vietas, ko mēs iegādājāmies. Mēs vēlamies šajā pilī re, sociālo realitāti atgriezt un atgriezt tā liederīgumu arī sociālajā ziņā un demokrātiskajā norisē. Kādēļ tā man liekas, ka jāskatās ne tikai 2,5 dar tiešās darba lietas un 15,20 nediešās, ko mēs atbalstām, bet es gribu iesaistīt šajā visā stātā, ko atceramies, ko stāstam, ko stāsta mums šie logi pilī. Mēs atvērsim šo pili e, apmeklētājiem. Un es gribētu drīzāk, lai mākslinieki tur dzīvotu. Uh, lai koncerti notiktu nevis kāzas, lai mākslinieci dzīvokļi, nevis lai tā būtu viesnīca, lai būtu Francijas un Britu mākslinieki. Un tas nav viss liederīgums, bet inovācijas un uzdrošināšanais jautājums, par ko runās šodien. Jo tās ir inovācijas, jo tā ir atšķirība starp ilgspējības un uh, liederīgumu peļņas nesošo jautājumu, un tas arī ir ilgspējības jautājums. Jā, ir nepieciešama uh, cirkulārā jeb aprits ekonomika, ir nepieciešami izaicinājumi, ir politiskie izaicinājumi, eh, tie ir ar integrāciju saistīti, saprast, kur mēs esam, kāda ir mūsu identitāte, tā mums ļauj attīstīties. Tāpat arī lauku vide, tā rada mums ne tikai darba vietas radīt, bet arī sabiedrību. Un loģiski ir, ka a, kultūra ir centrālā a, pamatvieta, jo ar to tiek pausts sabiedrības viedoklis, kas neveicina kultūru, vājina sabiedrību. Negribu noslēgumā teikt, ka vairāk kultūras ir nepieciešams dzīvē, bet gan daudz vairāk dzīves kultūrā, jo kultūra veido sabiedrību un sabiedrību uh, radīt, tas ir, tā ir mūsu goda lieta un arī gandarījuma lieta. Paldies! Paldies! Vai es varu uh, izmantot autoru tiesības vairāk dzīves iedvest kultūrai? To jūs man nodod. Jā, labi, paldies. Nu, paldies katrā gadījumā par to, ko piedāvājāt. Uh, un par uh, to, ka atkal ir šī sociālā komponence rūpniecībā jāievieš un jaunā uh, ekonomika, jūs to uh, runājat, uh, sauc par aprites sociālo, bet arī tā ir ilgtspējīga un arī vēlama uh, attīstība. Nākamais runātājs - Panter Maliskungs, Akropolis muzeja prezidents. Divas minūtes jums. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Inovācijas Akropolis muzejā ir tieši saistīts ar ekonomisko izaugsmi. Tas ir attiecināms uz muzeju, uz to, kas ir apkārt šo muzeju un uz Atēnu pilsētu kā tādu. No paša sākuma uh, veidojot zīmējumus, uh, kāds būs šis uh, muzejs un rūpējoties par apmeklētāju ērtībām, tā, tajā laikā, ko viņi pavada muzejā. Tā bija ļoti inovatīva darbība. Mēs bijām inovatīvi un ļoti uzmanīgi raudzījāmies uz to, kā radīt pārvaldību un kādi būs mūsu ieņēmumi un kādi būs mūsu izdevumi. Un noslēgumā mēs a, turpinājām entuziastiski strādāt a, pie šiem jautājumiem. Un šodien es varu teikt, ka pirmkārt Mikroekonomiskā attīstība šajā rajonā ir tiešām ļoti veiksmīgi attīstījusies. Ir augstas kvalitātes mazumtirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumu radušies. Otrkārt, neskatoties uz finanšu un ekonomisko krāzi, krīzi, kas sakrīt ar muzeja atvēršanas laiku, mēs, mums ir 1,5 miljoni apmeklētāji ik gadu. Uh, Līdz ar to Atēnas ir startautiskā turisma ceļojuma mērķis un noslēgumā muzejs ir pašieņēmumu funkcionējoši un mēs sadzam mūsu operacionālās izmaksas no ieņēmumiem. Un es domāju, ka tā ir papildus inovācija kultūras mantojuma iestādē. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu teikto. Vervajenkungs. Eiropas uh, fonds. Divas minūtes, lūdzu. Paldies! Paldies, paldies arī, ka varēju šeit uh, nākt prezidijā. Ļoti nozīmīgi šodien man tas ir. Bet es gribētu teikt pāris vārdus par uh, pārveidojamības ekonomisko iespēju un Eiropas nākotni. Nu, pirms desmit gadiem Eiropas Savienība eh, pieņēma ļoti skaidru un eh, viedu lēmumu. Tā pieņēma lēmumu, ka vēstures mantojums ir pārāk nozīmīgs, lai to atstātu tikai tirgus spēkiem, lai lemtu, kā un kādā veidā mantojumu padarīt pieejamu pilsoņiem. Un šī lielā ideja Eiropēna bija radīta. Desmit gadus vēlāk šodien mums ir platforma, kuri aptuveni 4000 bibliotekas, muzeji un arhīvi ir 50 miljonu dažādu uh, vienību pievienojuši izmantojamai uh, vietnei, uh, ko izmanto atkal un atkal pētnieki, radoši cilvēki un interesētie pilsoņi. Tātad Eiropēni ir ne tikai nākotnes Google, tas ir kaut kas vairāk. Uh, Tas ir veids, kā profesionāļi var diskutēt par atvērtiem standartiem, par jauniem jautājumiem un par standartiem, kas ļauj citiem attīstīties un uh, radoši strādāt. Un tas ir absolūti izšķirīgi. Eiropa neraudzījās, lai atrastu lētu lietu, lai uh, izveidotu uh, skanētu tas kopijas kaut kam vecam, bet gan izmainīju šo ietvaru, un tas ir daudzkārt uh, ambiciozāks veids. Un tas ir patiesi tas, uz ko balstās Eiropa. Tā balstās uz vērtībām darbībā. Es domāju, ka mums vajadzētu sveikt Eiropas Savienību ar šo uh, paveikto. Eiropas modelis ir kļuvis par eksporta produktu kultūrā. To kopē uh, ASV līdz uh, pat Indijai, uh, Meksiko un Brazīlijai. Kādēļ? Tādēļ, ka tas neizslēdz privāto biznesu. Nē, pavisam nē. Tas uh, iesaisto taču tā pamats ir ekonomiskais modelis, kas maina, kas veicina izmaiņas pašā sektorā, un tas ir tas pats nozīmīgākais. Tas ir ilgtermiņa investīcija jautājums izmainās. Nu, kāda būs nākotne? Mēs šeit runājam par ekonomiku. Paraugoties uz skaitļiem, un šeit bija ļoti daudz arī minēti, es nu, tādu ātru secinājumu varētu izdarīt. Mēs izdodam mazāk nekā no mūsu NKI sektoram uh, kas uh, dod uh, 4,5% atpakaļ. Un man liekas, ka tas ir ļoti skaidrs a, aprēķins, cik investīciju a, tiek saņemts atpakaļ. Daudzas kompānijas par to var tikai sapņot. Un tā tad a, mums jāturpina investīt, jāturpina investēt kultūras mantojuma sektorā, kas balstās uz šiem standartiem un arī vērtībām. Uh, Jo kultūra il, ir kā zelta raktuves, kas dod ļoti daudz ko uh, turismā un uh, citos konceptos. Tas balstās uz identitātes konceptu, uz labklājības un izmaiņu principiem. Tā potenciāls ir ļoti uh, augsts, un to var atbrīvot tikai tādā vidā, kas ir iesaistoši, kas cilvēkiem dod. Uh, iespējas un varu uh, iesaistīties un mainīties. Tātad, un Kas notiks, ja mēs to nedarīsim? Mēs zinām, ka radikāls jaunas tehnoloģijas, kā mākslīgais internets, jau ļoti attīstās un ir invazīvas. Un ja mēs atkāpjamies no šīs kultūras mantojuma, bet man liekas, ka tas ir mūsu absolūtais vien, vienīgi unikālais mantojums, tad mēs nu, riskējam par to, ka būsim vienkārši silikona valī, silikona ielejas filiāli. Paldies! Paldies! Nezaudēšu laiku un uh, došu uh, uzreiz vārdu uh, Simonam Litlkungam, Software Federation of Europe uh, ģenerāldirektoram. Divas minūtes laiks jums uzrunai. Paldies, priekšsādātājs kundze, Delija kundze. Video spēles pavisam nesen tiek pieskaitīts pie kultūras mantojuma, bet jau tagad tās ietekmē uh, tādus tradicionālākus kultūras sektorus. Jūs varbūt zināsiet, ka Eiropā ir daudz video spēļu spēlētāji. E, tie ir tādi, kas spēlē video spēles, bet varbūt jūs pārsteigs tas, ka gandrīz 50% eiropiešu šad un tad spēlē spēles ar saviem bērniem, izklaides nolūkos, lai atbrīvotos no stresa, izglītībai vai dažkārt pat terapijas ietvaros. Uh, Video spēles eh, ir sarežģītas. Pamatā ir programmatūras kods, kuru eh, ir rakstījuši uh, augsti prasmīgi, talantīgi cilvēki, un tas arī nosaka spēles interaktivitāti, bet tur arī ir vizuāli elementi, skaņas elementi un daudzkārt arī ļoti izstrādāts stāsts pamatā šām spēlēm. Tātad, citiem vārdiem sakot, tas ir sarežģīts produkts, balstoties uz auto, autortiesībām, kas attiec uz visiem elementiem, un kopā tehnoloģija un radošums rada šo interaktīvo pieredzi. Video spēles var eh, inovācijas un kultūras mantojumu pārnest jaunā līmenī, sasniedzot paudzi, kas eh, neizmanto varbūt tradicionālos mēdījus un tādējādi iekļaujot viņus mūsu kopējā mantojumā. Es gribētu eh, minēt vienu piemēru, kas, manuprāt, ir īpaši būtisks šodienas konferences kontekstā. Tā ir spēle kas saucas 11.11. 11, atstāstītās uh, atmiņas. To ir izstrādājusi uh, Eh, franču kompānija un apvienotās karalists eh, animācijas studija to ir izstrādājusi un to publicēja Bandai Namco. Un tur ir tāds mākslinieckais stils, kas izskatās kā interaktīvs mākslas darbs. Tas notiek viss eh, Pirmā pasaules kara laikā. Tur tiek uzsvērtas sajūtas un pieredze karavīriem, kāda ir bijusi kara laikā. Un um, Tā kā spēle vēl nav um, pieejama, tad uh, mēs uh, jūs ielūdzat, uh, ielūdzam uh, iepazīties ar šo spēli izstādes telpā, bet tā laikam jau ir slēgta. Un uh, tieksmei spēlēt video spēles nav jābeidzas bērnībā, un tāpēc uh, es priecāšos, ja jūs ieskatīsieties mūsu izstādē, lai atklātu video spēļu pasauli. Paldies par jūsu teikto! Un tagad noslēgumā dodu vārdu klik projekta priekšsēdētājiem Fusko Žirāra kungam. Lūdzu, jums ir vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu koordinators šim te projektam, ko Eiropas komisija ir plānojusi un veidojusi. Šeit ir runa par kultūras mantojumu. Tad kādi attīstības procesi mūs interesē? Tie ir saistīti ar turismu, protams, ar ilgtspējību, kultūras projektiem. Protams, ka mūs interesē attīstības projekti, kas ir saistīti ar kreatīvām, inovatīvām aktivitātēm. Protams, ka mūs interesē visi arī lokālie attīstības procesi ar mērķi uzlabot uh, cilvēku labklājību, dzīves apstākļus, taču ir arī bet. Mūs arī interesē tas, kā mēs tiešām varētu sniegt savu ieguldījumu izaicinājumam, kas te izskanēja, proti, kā padarīt mūsu pilsētas humānākas. Tas ir īpaši 27. punktā ANO. Uh, urbānajā darba programmā. Šis ir liels izaicinājums. Uzskatu, ka diemžēl šī uh, diskumina, šī hum, humānisma zaudēšana tikai pieaug pilsētās. Nu, kā mēs varētu tad veikt šo ieguldījumu pilsētu uh, humanizēšanā? Nu, mums šeit ir uh, jāsavieno sabiedrība ar kultūras atmiņām, kultūras mantojumu, ne tikai ražojot ekonomisko labumu, bet ražojot arī simboliskās vērtības kultūras un garīgajā jomā. Tad mums ir klika projektā identificēt trīs galvenie punkti. Tā saucamā aprītes ekonomika, kas ir attīstības, sinerģijas, uh, sadarbības ekonomika. Ar šo aprītes uh, pilsētu kā paraugu un kultūras mantojumu. Tad kādā uh, veidā mēs varētu izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, pārvaldības modeļus, kas varētu vienā aprites ciklā uh, iekļaut trīs galvenos subjektus - privātpersonas un arī valsts pārstāvis un arī vietējo pašpārvēl, taču ir kāda problēma. Bieži vien arī mēs šeit runājām par vietējo pašpārvaldi. Un vietējās pašpār, vietējās pašpārvaldes pārstāvjiem, kas es vien ir uh, Eh, sadalīti, sašķelti, pieauga egoismi, to mēs redzam arī partiju nacionalistiskajās noskaņās. Tādējādi mēs mēģinam mazināt šīs atšķirības. Diemžēl tomēr redzam, ka egoistiskās intereses bieži vien eh, ņem virsroku pār sabiedrības interesēm, un šis ir milzīgs uh, uh, entropiskās krīzes apdraudējum, apdraudējums, jo pazūd jēga, uh, sabiedrībā pazūd virziens, kurā iet šī sabiedrība. Mēģinam tādējādi arī savienot šo, šo visu, piemēram, uh, pētniecību, kas ir ļoti svarīga arī vietējiem kopienai ar kultūras mantojums, ir ļoti svarīgs arī reģionālajai attīstībai. Uzskatām, ka fundamentāli svarīgi ir arī uh, atjaunot arī pilsonisko atbildību. Arī pilsoniskā atbildība ir viens no jēdzieniem, kas arī ir ANO programmā. Un noslēgumā mēs tad arī mēģinām tādējādi turpmāko gadu laikā sniegt arī ieguldījumu visā šajā procesā. Liels paldies! Paldies, dāmas un kungi! Jāteic, ka šis bija tiešām izcils panelis, izcili viesi. Aicinu vēlreiz. Uh, aplaudēt un uzteikt arī viņu sacīto, viņu uzrunas. Šeit, mē, šeit bija dažādi aspekti, no Akropoles muzeja līdz Luvras muzejām ir dažādi projekti, kas tiek īstenoti vietējā līmenī, tad arī mūsu vidū ir mākslinieki, uh, Šeit galvenā ideja ļoti skaidra, bez kultūras nekas nenotiek, bez kultūras mēs nevaram atdzīvināt emocijas, mēs nevaram iedzīvināt mūsu brīvības, bez kultūras nevaram iestāties par savām vērtībām, īpaši tās, kas mums ir īpaši dārgas, proti demokrātija. Liels jums paldies, un tagad sveicu Eiropas parlamenta prezidentu Tajānikungu. Thank you. Sit down, please. Chair, uh, Petra. Godātā Petra, godātais ģenerāla direktora vietnieks uh, godētais Salmankas Universitātes rektora kungs, šis tiešām ir liels prieks mūsu institūcijai sveikt jūs šeit Eiropas parlamentā. Šogad tiek atzīmēti astoņi gadsimti kopš Salamankas universitātes izveidas, kas ir viena no senākajām Eiropā un visā pasaulē. Šajā kontekstā universitāte, ko jūs vadāt, ir vēlējusies piešķirt Eiropas parlamentam savu zelta medaļu. Šajā gadījumā vēlos atgādināt, ka liela daļa no mūsu kopīgā kultūras mantojuma ir saistīta ar Eiropas universitātes zināšanām, ko tās ir izplatījušas gadsimtu garumā, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Bez intelektuālās attīstības, eh, ko jūs veicinātu, esat vienmēr veicinājuši mūsu kontinentā, Eiropas Savienībai vispār nebūtu izveidota. Uh, Tādējādi šis, šī ir ārkārtīgi liela privilēģija arī tad eh, šodien svinēt šo zelta medaļas piešķiršanu eh, šajā augsta līmeņa konferencē, kas tiek veltīta, lai atzīmētu Eiropas kultūras mantojumu gadu. Un tagad, lai pasniegtu šo medaļu, dodu vārdu eh, Salamankas universitātes rektoram Donam Ricardo Rivero Ortega kungam. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci. Senor prezidente. Godātais Eiropas parlamenta prezidenta kungs. Dāmas un kungi, Eiropas nācija pārstāvja šeit Eiropas parlamentā, vis, uh, sveic visu kultūras pārstāvjus, draugus, uh, Man ir tas gods piešķirt Eiropas parlamentā prezidentam Sanlamankas universitātes zelta medaļu, ko piešķir mūsu pārvaldes padome, lai varētu pateikties Eiropas parlamenta devumam miera veicināšanai Eiropas tautās. Liels paldies par jūsu devumu demokrātija attīstībai. Salamankas universitāte ir pirmā augstākās izglītības iestāde Eiropā, kas saņēma universitātes nosaukumu, lai varētu mācīt visā pasaulē. Tad arī tiek sētā parlaments, kur tiek atzīts pilsoņu tiesības piedalīties lēmumos, kas uz viņiem attiecās demokrātija, kā universitāte ir daļa no Eiropas labākās tradīcijas. Tad Salamankas universitāte jau no pirmsākumiem strādā pie šīs pārliecības, arī mūsu pasniedzēji devās uh, mācīt un mācīties visā kontinentā. Tagad ir arī Erasmus programma, un esam viena no universitātēm, kas uzņem vienu no lielāko skaitu Eiropas studentu. Es šeit vēlētos atgādināt arī mūsu identifikāciju principiem, vērtībām, kas mūs saista cilvēka cieņa, brīvības, uh, par ko iestājas un Salmankas universitātes pasniedzēji. Eiropai ir eh, saprātīgi jāaizsargā sava identitāte ar viediem risinājumiem, inovatīviem risinājumiem, kas atbild mūsdienu izaicinājumiem. Uh, un kultūras mantojums šeit var palīdzēt. Atgādināsim, ka kultūras mantojums ir dažādu ideju simbolu kopums, bet tāpat kā universitāte, tas ir arī emocijas jūtu avots, kas mūs vieno ar pasauli. Eiropa turpinās arī būt tas, kas tā vienmēr ir bijusi, proti, mums ir lab, dzīvot vienotiem mierā un eh, drošībā. Eiropas parlaments pārstāv labāko no Eiropas un tās vērtībām. Tādēļ pasniedzam jums prezidenta kungs šo zelta medaļu. Tā atzīst visas sievietes un vīriešus, kas strādā vienotai Eiropai šeit parlamentā, kas pārstāv mūsu progresa labākās vērtības. Jūs, prezidenta, uh, eh, un uh, citi uh, līderi, kas mūs veda miera uh, virzienā. Liels jums visiem paldies! Paldies jums, prezidentkungs! siamo arrivati alla fase. Nu, ko, dāmas un kungi, esam nonākuši pie šīs svarīgās dienas noslēguma daļas, kur Eiropas parlaments, iesaistot pilsoņus, organizācijas, sievietes, vīriešus, kas strādā kultūras jomā dažādās nozarēs, un ir nosūtījuši ļoti spēcīgu vēstījumu uh, mūsu identitātei un mūsu Eiropas kultūrai kas ir tik daudzveidīga. Un tūlīt pat došu vārdu arī uh, eh, Pētrai Kamevēvert, kas uh, vada kultūras komiteju, lai visus arī tad sveiktu. Un tad arī mēs noslēgsim šīs dienas darbu. Jā, paldies, paldies priekšstādātāja kungs. Cienītās dāmas, godātie kungi. Es arī gribētu teikt sirsnīgi paldies Salamankas universitātes pārstāvjiem par to, ka viņi turpina Eiropas vienotības projektu ikdienu, veicinot demokrātiju un cilvēktiesības un māca to jauniem cilvēkiem. Es domāju, ka tas ir izcili labs darbs un sirsnīgs paldies par to. Ir bijusi ļoti gara un ļoti e, saturiski pilna pēcpusdiena, un tagad mūsu uh, konference par kultūras mantojumu tuvojas izskaņai, vairs neizteikšu garu runu un neapkopošu tos daudzveidīgos impulsus, kādi ir izteikti. Tādi, ko mēs a, saņēmām šodien pēcpusdienā. 44 dažādi augsta ranga runātāji. Nu, tas ir rekords. Tas runā pats par sevi šis skaitlis. Un esmu arī vēl uh, vienu tādu dziļu pārliecību guvusi Eiropa ir ne tikai retorisks vingrinājums, bet gan arī tāds, ko uh, var piepildīt ar dzīvi. Ir tīpaši tad, ja mēs runājām par kultūras mantojumu, un tas tiek vērtēts kā tas, kas ir viss kopā. Esmu arī pilnīgi pārliecināta par to, ka Eiropas kultūras mantojuma gads un arī. Mm, vairāk nekā tikai 2018. gadā būs, un ka tas veidos arī šo pārliecību. Cīnīties un uh, apzinātos to, cik daudzveidīga ir Eiropa un kāds tā ir uh, potenciāls. Eiropas parlaments turpinās darīt visu to, lai sniegtu savu ieguldījumu, it īpašu mūsu uh, komiteju 19. un 20. Uh, septembrī a, organizēs kopēju sēdi, kurā piedalīsies visu nacionālo a, parlamentu deputāti. Mēs raudzīsimies uz jautājumu, kāds ir a, kultūras mantojuma ieguldījums Eiropas identitātei. Kā, kā ilgtspējīgi tas atstāja gan ietekmi, gan arī veido rezultātus nākamo gadu. A, ritumam, un tas ir eh, nozīmīgāks nekā daudzas politiskās iniciatīvas. Tā ir nevalstisko organizāciju iesaiste un arī to individu iesaiste, kas uh, rūpējas par kultūras mantojumu un kuriem tā ir sirdslieta. Viņiem visiem tieši šeit gribu uh, sirsnīgi teikt paldies, Un es domāju, ka šodien mēs esam noturējuši ļoti, ļoti veiksmīgu konferenci, un liels paldies jums par to! No tenemos la interpretación en todo. Diemžēl visās valodās uh, nebūs tulkojuma. Latviešu valodā turpinās tulkojums. Varam runāt uh, spāņu, grieķu, somu, vidru un arī latviešu valodā. Nākamais runātājs. ir Eiropas padomas ģenerāldirektora Žilē Markovičs. Paldies, paldies priekšsēdētājkungs, paldies Tajānī, kungs, tāms un kungi. Un ļaujiet sākt, sakot jums tādu pavisam īsu stāstu. Izglītības un kultūras komitejas vadītāja Eiropas parlamentā Kamervērela Gebhārts kundze teica, cik ļoti nozīmīga ir šī veidokļa daudzveidība. Es gribētu pastāstīt par Marseļu, par to, ko sauc Kartie Nor vai Ziemeļu rajonus. Tur dzīvo cilvēki, kas agrāk strādāja dažādos rūpniecības uzņēmumos. Rūpniecība ir pazudusi un šis rajons cieta no bezdarba, no. Uh, augstas noziedzības pakāpes no narkotiku tirdzniecības un citām problēmām. Un 2000. gados iedzīvotāji un asociācijas domāja par to, kā uzlabot drošību un labklājību, kā pārveidot viņu uh, rajonu, lai tas būtu eh, iemesls eh, būt lepniem un lai radītu šo piedarības sajūti. Un eh, šeit ir jārunā par mantojumu, kas ir visiem kopējs. Bet problēma bija tāda, ka šim kartie Nor vai Ziemeļa rajonam nebija tādas tradicionālas izpratnes mantojumu. Un uh, tas atbilst Fāro konvencijas principiem. Uh, Tas ir saistīts ar Eiropas uh, padomas konvencija, jo Fāro konvencija ir tāds tā kā sākuma punkts veidojot uh, mantojumu uh, uh, konkrētajās vietās un mēģina definēt par jaunu mantojuma jēdzienu. Jo tas iedrošina arī iedzīvotājs radīt šādu uh, mantojumu. Līdz ar to uh, Iedzīvotāji Nord reģionā sāka lepoties un tur sāka veidot projekti, kā arī atsevišķas iniciatīvas, ko atbalstīja. Eiropas padoma, parādot to, kā kopienas pieeja var mainīt mantojumu sociālo, politisko un ekonomisko ietekmi. Ageladas uh, rajons bija šāds, ap ko tika veidotie projektu. Uh, iesaistījās uh, privāti uh, donori, privāti uh, partneri un līdz ar to radās, uh, nu, piemēram, tādas iniciatīvas kā uh, Hotel du Nord, kas bija viesmīlības un vietējās ražošanas viens no būtiskākajiem punkties. Eiropas Savienība un Eiropas Padoma kopumā strādā ar kultūra projektiem, jo tam ir būtiska ietekme uz pārmaiņām. Bieži vien tas netiek pienācīgi novērtēts, taču pozitīvs sociālais un ekonomiskais ietekmes rajons at rada atvērtību un investē demokrātijā. Un tas ir piemērs tam, ko starptautisks uh, normatīvais akts var uh, radīt nacionālā, reģionālā un vietējā vietā. Un ne tikai tas ir šeit raksturojams. Tas maina pilsonisko sabiedrību, ekonomiku un citus. Līdz ar to mums ir jārunā par uh, nolīgumu, ko uh, izstrādājam kopā ar Eiropas. Uh, komisiju, un līdz ar to mēs varēsim veicināt uh, tādus projektus, kas balstās uz fāro uh, principu, un tādu uh, pielietojumu būs vairāk visā Eiropā kopā, jo uh, runa nav tikai par ēkām vai ko citu, mēs runājam par cilvēkiem. Un pat labam, uh, Karķienor vai Ziemeļrajons. Uh, Tas nav atbrīvojies no visām tā problēmām. Taču, pateicoties mantojumam, kas balstās uz cilvēkiem un ko vada cilvēku, tam ir labāks iespējas atrisināt problēmas nākotnē. Un līdz ar to kultūras mantojums palīdz ne tikai turismam, bet arī uh, demokrātijai tās labākajā daļā. Dāmas un kungi, paldies par uzmanību! To last speaker, Luca Jair, President. Un nākamais runātājs ir mūsu pēdējais runātājs Luka Jānera kungs, ekonomikas sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja kungs, godātie panelisti, man ir ļoti liels gods šodien uzstāties jūs priekšā. Paldies par jūsu laipno uzaicinājumu. Mani tik tiešām uh, ļoti pozitīvi pārsteidza daudzveidīgā pārstāvniecība un dažādie cilvēki, kas šodien uzstājas, kad es sāku strādāt ekonomiskās sociālajā komitejā. Un strādāju tieši pie eh, jauniešu jautājumiem ilgspējīgā miera projekta kopš Eiropas Savienības dibināšanas, kopš Romas līguma jau pirms tam Eiropa pastāvēja. Tā bija kreatīva telpa, kur arī reliģiozi pārstāvi ir mākslinieki, tirgoņi veidoja tīklu, balstoties uz kopīgām atsaucēm. Uh, kas veido šīs dienas Eiropas pamatu. Man ir ārkārtīgi liels prieks šajā dienā būt šeit, un prieks arī redzēt, ka Salamankas Universitāte Eiropas parlamentam piešķir savu zelta medaļu, lai godinātu uh, eh, panākto Eiropas integrācijas jomā. 800 gadu garā vēsture Salamankas Universitātē norāda uz uh, to, cik stipri ir Eiro, cik stiprs ir Eiropas kultūras mantojums. Arī vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to, cik svarīgu lomu esat spēlējuši, lai izveidotu šo Eiropas kultūras mantojumu gadu. Un, Man ir ārkārtīgi liels prieks arī Eiropas sociālo un ekonomisko lietu komitejas prioritātes pielāgot uh, šīm kultūras mantojuma gadām. Šeit uh, satieks Eiropas pilsoņi pār to, kā demokrātija un kultūra var attīstīties digitālajā Eiropā. Um, arī mūsu gadējais pasākums jūsu Eiropa, jūs teikšana, arī mudināja jaunos eiropiešus uh, arī izteikties par Eiropas nākotnī gadējais pilsoniskās sabiedrības balva, kas tiks pasniegta gada beigās, arī koncentrēsies uz Eiropas vērtībām un kultūras mantojumu. Eiropas ekonomisko lie sociālo lietu komiteja kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, izstrādājis jaunu programmu Eiropas kultūrai. Strādājam arī pie kultūras mantojuma atzinuma lauku teritorijās. Bet kādēļ mēs vispār to darām? Nesenē Eiropas komisijas dokumentā pāri inovāciju un kultūras eh, mantojuma pētījumi ir teikums, kas šķiet ir palicis nepamanīts. Tur tiek sacīts, ka eh, kultūras administratīvā atzīšana ir atkarīga no politisko vadoņu mandāta turpinās arī šī tendence norādīt uz kultūras mantojuma svarīgumu periodu beigās, šo mandātu periodu beigās. Vai tas joprojām turpināsies, vai arī tomēr tiks kaut kas mainīts? Es uzskatu, ka mēs esam nonākuši pie krustojuma, kur Eiropas pilsoņi norāda uz to, ka ir nepieciešams pārveidot Eiropas projektu Arī piekdien uh, mēs parakstījām iniciatīvu pateicoties Eiropa Nostra, lai uh, izmantotu milzīgo kultūras potenciālu, lai izveidotu jaunu ilgspējīgo Eiropas nākotni. Šis būs mūsu Eiropas renesanse. Thank you very much. Lielas paldies! Lūk arī par eh, to, ka Eiropas sociālā un ekonomikas komiteja piedalās šajā jautājumā. Nākamais ir Ksinku kungs, eh, UNESCO ģenerāldirektora vietnieks. Lūdzu, jums vārds. Godātais Antonio Tajānī kungs, eh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, Petra Kamervērts kundze, Kultūras komitejas un izglītības komitejas priekšsēdētāji Eiropas parlamentā. Luka Jahirkungs, Eiropas ekonomikas un sociālās komitejas priekšsādētāji, godātie ministri, komisāri, parlamenta deputāti, dāmas un kungi. UNESCO ģenerāldirektora vārdā esmu priecīgs, ka varu pievienoties jums šajā konferencē par kultūras mantojumu Eiropā, kas sasaista pagātni un tagadni. Paldies Eiropas parlamentam, ka ir iespējams šis pasākums, un paldies arī par jūsu ilgadējo sadarbību ar UNESCO. Es uzskatu, ka šī diskusija nāk uh, laikā, kad esam krustcelēs gan Eiropa, gan pasaule. Eiropa kļūst aizvien daudzveidīgāka, un tāpēc ir svarīgi uzsvērt šo uh, daudzveidību kā Eiropas spēku, kā pamatu izaugsmai, inovācijām un labklājībai kultūras daudzveidība tā ir jāuztver ne tikai ekonomikas izaugsmas kontekstā, bet arī uh, cilvēku uh, izaugsmas kontekstā. Un tāpēc uh, uh, tendences, ksenofobija, nacionālisms un izstumtība uh, ir tik satraucošas. Un uh, tāpēc uh, apzināšanās veicināšana par Eiropas kultūros mantojumu un kopīgo vē vēsturi uh, ir tik svarīgi. Vairāk kā 350 uh, eh, pasaules mantojuma vietas ir Eiropas Savienībā, tātad Eiropas Savienībā ir ļoti bagāts kultūras mantojums. Ir arī vairāk kā simts uh, netaustāmās uh, kultūras mantojuma vienības, kas ir UNESCO sarakstā, kas ir nemateriālās kultūras saraksts visai cilvēcei tas parāda, cik Eiropas kultūra ir dzīvotspējīga un bagāta. Eiropas kultūras mantojuma gads ir iespēja uzsvērt šo mantojumu kā Eiropas uh, ma uh, identitātes pīlāru un Eiropas projekta stūrakmeni. Tas ir arī iedvesmas avots nākotnes radošumam. UNESCO uh, pozitīvi novērtē to, ka varējām cieši sadarboties ar Eiropas Savienību izstrādājot vairākus augsta profīla projektus, um, lai atzīmētu šo kultūras mantojuma gadu. Tā skaitā ir arī izglītības projekti jauniešiem. To skaitā ir uh, mantojums skolās, uh, bērni, kas atklāja uh, Eiropas dārgumus un tradīcijas, un jaunieši mantojumam, tātad, kas iedveš jaunu dzīvību kultūras mantojumam. Un man ir liels prieks, ka novembrī UNESCO organizēs jauniešu uh, mantojuma ekspertu fórumu uh, Horvātijā ar plašu Eiropas komisijas atbalstu un Horvātijas iestāžu atbalstu. Un uh, esmu pateicīgs komisāru Navrasiča komandai un viņam pašam par to, ka ir tik cieša sadarbība gadu gaitā bijusi ar uh, komisijas eh, iestādēm, tas eh, apliecina, ka gan UNESCO, gan Eiropas Savienība apņēmīgi vēlas iedrošināt jauniešus eh, piedalīties mantojuma saglabāšanā un uh, atbalstīšanā. Dāmas un kungi, šīs Eiropas gada ietvaros UNESCO ar prieku drīz uh, palaidīs pirmo um, tīmekļa vietne, kas ir um, veltīta pasaules mantojumam, un šī iniciatīva uh, partnerattiecībās ar Eiropas komisiju un parlamentu uh, ierakstās uh, uh pa, projekta ietvaros uh, mūsu kopīgais mantojums Eiropā, kas sākās 2016. gadā ar mūsu uh, partneru National Geographic atbalstu šī jaunā platforma um, parādīs, ka dažādās eh, Eiropas un pasaules mantojuma vietas pasaulē eh, ir kopīgas kultūras sastāvdaļa. Un tas eh, veicinās to, ka turisti vairāk dosies uz tādām vietām, kas vēl ir maz apmeklētas un tādējādi labāk iepazīs mūsu kopīgo vēsturi. Un tas ļaus arī veidot nebijušu sadarbību starp uh, Eh, pasaules mantojuma eh, vietām 19 valstīs. Pateicoties šim projektam, UNESCO arī šajā Eiropas pasaules mantojuma gadā, kultūras mantojuma gadā varēs padziļināt savu eh, sadarbību ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienības um, kultūras nozars pārstāvji, skolas, nevalstiskās organizācijas un privātais sektors, tas viss uh, savienosies. Un eh, šī tīmekļa vietne būs arī apliecinājums UNESCO iniciatīvām uh, atbalstīt un pie, um, piešķirt vērtību ar digitāliem līdzekļiem kultūras mantojumam. Uh, digitālajai revolūcijai ir jāatbalsta mūsu uh, mantojuma saglabāšanas stratēģija. Šis 2018. gads uh, ir uh, jāveido kā inovācija gads, mums ir jāatbalsta mūsu mantojums, lai to iedzīvinātu, um, un tas ir jādara arī, lai to labāk aizsargātu. Mums ir jāraugās uz mantojumu kā tādu, kas visu laiku attīstās, lai varētu arī dot vietu radošumam. Un šī ideja uh, par eh, dzīvojošu dzīvu mantojumu ar eh, ievirzi nākotnē, nākotnes vīziju. Tas eh, jau bija Eiropiešu domās, tad, kad radās šī te radošā nozare, radot mantojumu nākotnes paaudzēm. Uh, Un es nobeigšu ar pēdējiem skaidriem. Katru gadu 1 miljārds 200 miljonu uh, cilvēku šķērso savas valsts robežas uh, ceļošanas no, nolūkos. Un, uh, tur ir arī milzīgs ekonomiskais ieguvums. Un Eiropa ir ļoti labā situācijā. Tā var daudz iegūt no šīs te cilvēku vēlmes ceļot, no vēlmes atklāt, iepazīt jaunas vietas un jaunas pieredzes. Mantojums ir Eiropas bagātība, un tas ir arī Eiropas nākotne. Paldies par uzmanību! Merci beaucoup, Monsieur Kou. Lielas paldies, Kūkungs, par jūsu iesaisti un par jūsu dalību šodienas pasākumā šeit Eiropas parlamentā. Un mēs esam nonākuši pie šīs dienas noslēguma. Es gribu pateikties visiem, kas piedalījās debatēs, visiem uh, viesiem, mūsu īpašajiem viesiem. Mums ir uh, īpašas uh, personības šeit Eiropas kultūrai. Un tātad milzīgs paldies arī deputātiem. Un, uh, visiem tiem, kas šeit piedalījās paneļdiskusijās šajā ļoti interesantajā dienā. Mums visiem tā bija ļoti interesanti, un es domāju, ka mēs raidījām ļoti svarīgu signālu no Eiropas parlamenta visai pasaulē, aizstāvot kultūras identitāti mūsu savienībā. Un es gribētu pateikties visiem ierēdņiem Eiropas parlamentā, pirmkārt jau Magdalēnai jo runai. From General Direction Link. No Link eh, ģenerāldirektorāta viņa smagi strādāja, lai sagatavotu šo tik svarīgo pasākumu. Bet es gribētu arī pateikties visiem eh, DigiLink, DigiCom un DigiImpol eh, darbiniekiem, uh, un um, kultu un tran komitejām par iesaisti šajā tik svarīgajā pasākumā, un priekšstādātājs pasakās arī tūkiem par sadarbību. Liels paldies jums! Tiksimies nākamreiz! Tiksimies atkal kopā, kādreiz aizsargājot uh, tiesības, tā ir um, Eiropas parlamenta stratēģija. Mēs vēlamies šādu uh, pasākumu skaitu, bet mums ir vajadzīga arī jūsu iesaist. Lielas paldies!